Allora, dichiaro ripresa. Godātie klātesošie, līdz ar šo parlamenta sanāksmi, ja plenāra sesija, kas tika pārtraukta 19. jūnijā, tiek atsākta. Iesākumā vēlos pie mums sveikt Vācijas kancleri Angelu Merkeli tāpat arī Eiropas komisijas priekšādātāju Ursulu Fonderlainu. Viņas abas ir klāt šeit zālē. 17, 18 un 19 jūnijā pieņemto sanāšu protokoli ir jums visi pieejami, izplatīti internetā, vai ir kādi komentāri? Ja nē, tad tādā gadījumā šie protokoli tiek uzskatīti par apstiprinātiem. Divi paziņojumi. Virkne komiteja ir nolēmuši sākt starpiestāžu sarunas saskaņā 71. reglamenta pantu pirmo punktu. Ziņojumi, kas attiecīgi veido mandātu šīm sarunām, ir pieejami plenārsēžu mājaslapā, un attiecīgie nosaukumi tiks publicēti šīs sanāksmes protokolā. politisko grupu locekļi, kas eh, sasniedz vismaz noteiktu skaitu, respektīvi slieksni, var līdz rītdienai, pulkstens 24. vakarā, iesniegt rakstiskus iebildumus. Ja šāda, ja citu pieprasot balsojumu. Ja šāda veida balsojuma pieprasījums iesniegts netiks, tad tādā gadā, gadījumā komitejas drīkst sākt sarunas. Priekšādātāja konference arī man informējusi, ka nav celta nekādi uh, Ehm, nekādi iebildumi ekonu komitejas rekomendācijai ne, nelikt iebildumus eh, ceļā deleģētajam aktam saskaņā ar 111. punkta 6. apakšpunktu. Rekomendācija joprojām ir pieejama plenārsēžu mājaslapā, ja turpmāk arī iebildumi netiks snie, iesniegti, respektīvi to neiesniegs attiecīgs deputātu skaits pēc šī paziņojuma, tad šī rekomendācija tiks uzskatīta par apstiprinātu. Pretējā gadījumā tā tiks nodota balsojumai. Tālāk mēs nonākam pie darba kārtības. Gal, galīgais darba kārtības projekts, ko pieņēma priekšādātāja konference 2. jūlijā šogad saskaņā ar 157. pantu ir jums izplatīts. Vēlos jūs informēt, ka esmu saņēmis divus lūgumus īstenot steidzamības kārtā procedūru saskaņā ar 163. pantu šīs plenāras sesijas laikā. Pirmais pieprasījums attiecas uz pārējas noteikumiem, lai risinātu Covid-19 krīzes ietekmi. Otrs savukārt ir par klīnisko izmēģinājumu veikšanu un medicīnisku produktu piegādi, mm, kas saistīti ar ģenētiski modificētiem organismiem un paredzēti koronavīrusa slimības ārstēšanai. Par šiem pieprasījumiem balsojums notiks šodien pirmā balsošanas, pirmās balsošanas kārtas laikā. vēlamies uzklausīt vienu deputātu, kas atbalstītu šādu procedūru, vienu, kas ne, vai ir kāds no attiecīgās komitejas klāt, kas būtu gatavs izteikties eh, atbalstot pārejas noteikumus Covid-19 krīzes eh, ris, um, ietekmes risināšanai. Nē, neviens pārdu nelūdz. Tādā gadījumā lūkšu, vai kāds šai telpā eh, vēlas izteikties pret šo steidzamības procedūras pieprasījumu. Un tālāk runājam par eh, klīniskajiem izmēģinājumiem un medicīnas produktu piegādi. Konečnas kundze, jūs vēlaties izteikties. Lūdzu, jums vārds. Priekšādātāji, paldies, godātie kolēģi! ģenētiski modificētie organismu jautājums varētu šajā gadījumā tikt pakļauts izņēmumam, ņemot vērā ļoti skarbo situāciju. Tas būtu izņēmums mūsu parasti striktajai attiecībai. Tāpat laikā šāda elastība nebūs bez nosacījumiem. Lai pēc iespējas izvairītos no visāda veida papildu atkāpēm eh, ģēmo likumdošanā, mēs uzskatām, ka šāda veida atļauja varētu attiecināt tikai un vienīgi uz vakcīnas izpēti. Turklāt šādam priekšlikumam jābūt limitētam, ierobežotam laika ziņā. Jāsaka, ka šāda veida darbs var tikt arī aizkavēts uz um, pat līdz septiņiem gadiem, un tādā gadījumā risks saglabāsies. Visbeidzot, mēs gribētu uzsvērt, ka sabiedrība ir jāinformē par to, ka tiek izmantot ģēmo šāda veida izmēģinājumos. Turklāt, uh, ģēmo pilnvarošana nevar notikt arī bez iepriekšējas ietekmes uz vidi izvērtējumu, jo tādā veidā tas būtu bezatbildīgi un neproporcionāli. Mēs piekrītam šai Nīderlandes paustajai nostājai, un mēs gribētu aicināt arī kolēģus šajā gadījumā uh, rīkoties līdzīgi. Paldies par atbalstu. Lielas paldies, saka priekšsēdētājs. Pēc konsultācijām ar politiskajām grupām vēlos iekļaut uh, tos grozījumus darba kārtībā, kas tika iesnie, iesniegti, kur arī iesniegti pieprasījumi pēc balsojumiem pa daļām un atsevišķi balsojumi. Un jāsaka, informācija par balsojumu sadalu pa balsošanas kārtām ir pieejama mājas lapā, Eiropas parlamenta mājas lapā. Otra balsošanas kārta piekdienas sāksies no 2.15 un ilgs līdz 3.30 dienā. Paziņojums par rezultātiem attiecībā šo otro balsošanas kārtu notiks 2018. Savukārt trešā balsošanas kārta piekdiena ir atcelta. Vai ir kāds iebildums pret šo paziņojumu? Nē, tā neredz, ka tā būtu. Līdz ar to šāda veida grozījumi tiek pieņemti. Un visbeidzot, runājot par elektronisko kravas transporta informācijas eh, jautājumu un padomas nostāju. Šeit nav, eh, gribu jūs informēt, ka nav priekšlikuma iebilst pret padomas nostāju un nav iesniegt arī grozījumās atbilstīgi 67. un 68. reglamentu pantam, un tāpēc šis tiesību akts līdz ar to tiek uzskatīts par apstiprinātu. Līdz ar to varam pāriet pie padomas un komisijas paziņojuma attiecībā uz Vācijas prezidentūras e, programmas prezentāciju. Gribu jūs visus informēt, ka nebūs pieejama brīvā mikrofona procedūra un arī zilās kartītes jautājumu pieņemti netiks. Tagad došu vārdu Vācijas kanclerei Angelai Merkelei. Lūdzu! Jā, ja, sehr geehrter Herr Präsident! Augstīgi godātais priekšsēdētāja kungs, ļoti cienītā komisijas priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi, kolēģi. Man patiešām ir prieks šeit uzstāties Vācijas prezidentūras iesākumā. Un eh, tāpat kā lielākā daļa no jums. Es uzskatu, ka tiešas tikšanās uh, un uh, tieši kontakti uh, ir kaut kas tāds, kas mums visiem ir pietrūcis. Šī ir mūsu pirmā tikšanās pēc korona krīzes sākuma. Un es esmu šodien apzināti ieradusies Briselē, Eiropas demokrātijas sirdī, ja tā var teikt. Ja mēs vēlamies no šīs krīzes izkļūt spēcīgāki un atgūties, mums ir nepieciešams Eiropas parlaments. Mums ir ir jāveic milzīgi uzdevumi, tas prasīs milzu pūles, ir jābūt parlamentārajām debatēm, ir jābūt politiskiem lēmumiem, ir jādomā arī par eh, starpkultūru kompetenci eh, dažādās valstīs un reģionos. Jūsu uzdevumi ir ļoti svarīgi šajā kontekstā, un tādēļ es jūs šodien iepazīstināšu ar mūsu prezidentūras prioritātēm. Pieci jautājumi man šķiet īpaši būtiski. Pamatiesības, Eiropas kohēzija, klimata aizsardzība, digitalizācija un Eiropas atbildība visā pasaulē. Šie pieci temati ir ārkārtīgi būtiski, jo mums Eiropa ir jāizveido par ilgspējīgu veidojumu. Mums tā ir jāpasargā, jāsaglabā. Tikai tādējādi mēs šajā tik mainīgajā pasaulē varēsim saglabāt suverēnu un um, atbildības pilnu Eiropu, kas pārliecinoši spēlēs savu lomu starptautiskajā arēnā. Visi apzinās, ka šodien esmu pie jums ieradusies, tad, kad Eiropas Savienība piedzīvo savu lielāko pārbaudījumu līdz šim. Korona pandēmija ir skārusi visu pasauli un tā ļoti smagi skāra cilvēkus visā Eiropā. Ir uh, vairāk par simt tūkstošiem mirušo Eiropā vien, daudzi pilsoņi ir zaudējuši savus tuviniekus un stingrās karantīnas dēļ pat nevarēja no viņiem atvadīties. Mēs nedrīkstam to aizmirst. Un eh, tad, ja mēs runājam par tādu kā jauna laikmeta sākumu, aizvien ir jāatminās šie upuri, eh, sēras, ko piedzīvoja viņu tuvinieki, eh, šīs atvadas, tas viss mūs vēl ļoti ilgi pavadīs mūsu turpmākajā ceļā ekonomika, protams, arī ir smagi cietusi. Miljoniem cilvēku ir zaudējuši savus darba vietas Un, eh, protams, daudzi uztraucās par savu veselību, par savu tuvinieku veselību, un papildus tam ir eh, jāsatraucas arī par savu to, tolāko eksistenci, par iztikšanu. Šiem pilsoņiem ir nepieciešama mūsu palīdzība, mūsu atbalsts. Lai samazinātu jaunu infekciju skaitu, ir eh, jādomā arī par pamatiesību ierobežošanu. Tā bija ārkārtīgi smaga cena, augsta cena par kuru nācās maksāt, jo mēs ļoti ilgi, vairāku pauģu garumā cīnījāmies par šo pamatvērtību iegūšanu. Cilvēktiesības pamatiesības ir tas vērtīgākais, kas mums ir Eiropā. To ierobežot var tikai ļoti spiedīgos apstākļos, kad nav citas izvēles, un pandēmija nekad nevar būt iegansts, lai neievērotu demokrātiskus principus. Katra uh, Eiropas dalība valsts citādāk atceras uh, izšķirīgus uh, posmus uh, savā pastāvēšanas laikā. Uh, ir bijušas atšķirīgas vēsturiskās pieredzes, bet tieši tādēļ pamatvērtības ir tik būtiskas. Es 35 gadus no savas dzīves esmu pavadījusi ierobežotas brīvības sistēmā, un tādēļ tas, kas notika tagad, pamatiesību ierobežošana, šie smagie lēmumi, man tos nācās pieņemt ārkārtīgi grūti. Uh, Šādā vēsturiskā brīdī mēs uh, uzsāksim Vācijas prezidentūru. Mēs to mēģināsim darīt pēc iespējas cieņpilnāk un arī uh, ļoti kaismīgi. Es ticu Eiropai, esmu pārliecināta Eiropiete. Es domāju par Eiropu ne tikai kā par pagātnes mantojumu, bet arī kā par nākotnes vīziju. Eiropa nav kaut kāda dāvana, kas mums tika pasniegta vai tāds nenovēršams likteņa pavērsiens. Eiropa ir kā dzīves organisms, ko mēs varam līdzveidot. Un Eiropa mums nevis atņem iespēju rīci, rīkoties, bet tieši piešķir vairāk rīcības spējas ne bez Eiropas, bet tikai kopīgi ar Eiropu mēs varam turpināt dzīvot brīvā pasaulē. Tādēļ mums ir nepieciešams vēl vairāk nekā līdz šim uzsvērt pamatiesību vērtīgumu un mūsu kopīgo vērtību saglabāšanu. Eiropa paliks Eiropa, ja tā balstoties uz savām vērtībām arī meklēs inovācijas šajā mainīgajā pasaulē, piemēram, digitalizācijas jomā, lai varētu būt pārliecinošs spēlētājs pasaulē. Tie ir šie apjomīgie uzdevumi. Es esmu paļāvības pilna. Atcerēsimies, ko Eiropa jau ir pieredzējusi pirms 15 gadiem neveiksmi guva referendums par Eiropas konstitūciju, smagās finanšu un ekonomiskās krīzes, tālāk eh, bēgļu krīze pirms pieciem gadiem. Mums nekad eh, nav nācies viegli strādāt, un, protams, tas ir arī eh, novedis pie eiroskepses un rūgtuma. Uh, Bet mēs allaža esam tādā veidā varējuši labāk izprast citu vajadzības un vēlmes. Mēs esam mācījušies kopīgi un arī viens no otra krīzes mēs pārvarējām, jo sapratām, kas tad ir svarīgi - pamatiesības un sadarbība, saliedētība cilvēku tiesības, cilvēka cieņas neaizskaramība, individuālas, politiskas, eh, sabiedriskas eh, iespējas, eh, vēršanās pret diskrimināciju, līdztiesība, reālā, iespējamā līdztiesība, ne tikai piesauktā. Tas, lūk, ir Eiropas ētiski politiskais fundaments. Tās ir tiesības, kas jāievēro visiem un kas attiecas uz visiem un uz visiem pilnīgi vienādā apmērā. Nav tā, ka tiesības uh, attiektos uz dažiem dažreiz, uz citiem visu laiku. Nē, tas vispār nav apstrīdami. Eiropai tas ir jāgarantē, lai pilsoņi patiešām varētu brīvi, lai viņi varētu brīvi nodoties uh, savai reliģiskajai konfesijai, tās izpausmēm, lai viņi varētu dzīvot brīvi, lai viņi varētu pašrealizēties vēlēties un dzīvot savu dzīvi, kā to vēlas. Demokrātija, Eiropas demokrātija, uh, protams, bieži vien tiek arī kritizēta. Mums, protams, ir jāsaprot, ka opozīcija ir jāuzklausa reliģiskas, kulturālas atšķirības, kas uh, netiek pieciestas, nu, tā nav īsta demokrātija. Pandēmija mums ļoti skaudri demonstrēja, cik svarīga ir šī brīvība un pamatvērtības. Pamattiesību aizsardzība Eiropā garantē ļoti spēcīgas institūcijas - Eiropas uh, Savienības tiesa, Eiropas parlaments un Eiropas komisija. Pamatiesības tas ir pats galvenais, ko es vēlos pieminēt, uzsākot mūsu prezidentūru. Protams, jāpiemin arī otrais princips, kas ir tik svarīgs Eiropai - mūsu saliedētība, kohēzija. Mēs no krīzes izkļūsim spēcīgāki tikai tad, ja neskatoties uz visām pastāvošajām atšķirībām, atradīsim kopīgus risinājumus. Ja mēs varēsim uh, paraudzīties uz šo pasauli, arī uh, iejūtoties citu um, ādā, um, caur viņu acīm. Eiropa kļūs spēcīgāka pēc šīs krīzes, ja mēs visi un arī katrs atsevišķi būsim spēcīgāki. Katrs pats saviem spēkiem no krīzes uh, neizkļūs. Atsevišķi kā individi mēs esam vieglāk ievainojami. Mums jārunā par ilgspējīgām investīcijām. Eiropas kohēzija nav kaut kāds politisks fenomens. Īstenībā uh, Eiropas kohēzija ir mūsu kopīgie ieguvumi. Un uh, tas ir arī mūsu prezidentūras lozungs - kopīgi padarīt Eiropu atkal spēcīgu. Un mēs tam nodosimies šos sešu mēnešu laikā ar uh, visu savu enerģiju. Mums ir jāsargā pamatvērtības, tādēļ mums ir nepieciešams parlaments. Jūs esat uh, tie, kas ir tieši ievēlēti pilsoņu pārstāvji, jūs mums esat nepieciešami, lai atrastu kompromisus. Jūs pārstāvat gandrīz 450 miljonus um, dalību valstu pilsoņu 27 dalību valstīs. Jūs cilvēkiem skaidrojat, kas ir Eiropa, jūs esat tādi kā vidutājs starp Briseli, Strasbūru un savu dzimteni. Jūs ne tikai uh, sazināties 24 valodās, bet jūs arī reāli izdzīvojat šo daudzšķautņaino pasauli, kur tad uh, citur vēl varētu izskaidrot to, cik svarīga ir šī ES kohēzija, ja ne šeit Eiropas parlamentā. Tādēļ es no visas sirds lūdzu jūsu atbalstu tik grūtā brīdē. Lūdzu, mēģiniet uh, kopīgi ar mums uh, spēcināt šo Eiropas kohēziju, uh, veicināt savstarpējo sapratni, un mūsu galvenā prioritāte ir. Uh, parūpēties par to, lai Eiropa pēc iespējas ātrāk izkļūtu no krīzes, kļuvusi spēcīgāka. Bet mums jārunā ne tikai par ekonomisko stabilitāti, jārunā par tādu Eiropu, kas sniedz cerības, kas ir pietiekami drosmīga, lai veiktu eh, tagadnes uzdevumus, tajā pašā laikā ar skatu nākotnē, domājot par inovācijām un par savu vietu šajā pasaulē. Mēs vēlamies Eiropas atjaunotni, atgūšanos un Vācijas, Francijas iniciatīva, kas tika pieņemta uh, māja vidū, arī uh, iekļaujas šo prioritāšu sarakstā. Mēs ar Emanuelu Makronu uh, vienojāmies par 500 miljārdu eiro vērtu atjaunotnes plānu. Domāju, ka Eiropas komisija, gatavojot uh, daudzgadu finanšu schēmu un uh, atjaunošanās programmas, to ņems vērā. Tagad uh, par to tiek diskutēts padomē Šarla Mišela vadībā. Mēs vēlamies vienoties pēc iespējas ātrāk. ekonomiskā krīze uh, neļauj mums zaudēt nevienu sekundi. Un, protams, ja mēs kavēsimies, visvairāk eh, cietīs uh, vājākie, neaizsargātākie sabiedrības locekļi. Es ceru, ka jau vasarā mēs kaut ko panāksim. Protams, tas prasīs daudz kompromisu no visām pusēm, tajā skaitā arī no parlamenta. Jā, mēs piedzīvojam ko tādu, uh, ko līdz šim nekad neesam redzējuši. Un šī īpašā un nepieredzētā krīze prasa arī tādus uh, ļoti mm, neparastus pūliņus. Es ceru, ka mēs varēsim vienoties Eiropā arī par šo palīdzību, par finansējumu. Es uzskatu, ka sociālā dimensija ir tikpat būtiska kā ekonomiskā. Sociāli un ekonomiski taisnīga Eiropa ir svarīga demokrātiskajai kohēzijai, un tā ir arī labākā atbilde visiem tiem, kas vēlas mūsu demokrātijas vājināt un apšaubīt mūsu saliedētību. Tādēļ arī padomas prezidentūras laikā mēs īpaši daudz uzmanības pievērsīsim jauniešiem un bērniem. Viņi ir Eiropas nākotne, un arī viņus krīze ir skārus ļoti smagi. Izveidojot jauniešu darba programmu, mēs vēlamies piešķirt arī vairāk līdzekļu jauniešu garantijas schēmai, tādā veidā atbalstot jauniešus darba tirgū. Protams, nedrīkstam būt naivi. Daudzās dalību valstīs Eiropas pretinieki eh, mēģināja krīzi izmantot saviem mērķiem. Mums visiem šiem eh, eiroskeptiķiem ir jādemonstrē, kāda ir Eiropas papildvērtība. Mums ir jādemonstrē, ka atgriešanās pie nacionālajiem nacionālisma nozīmē nevis vairāk, bet mazāk kontrols, un ka uh, mums ir jādomā par uh, spēcīgāku Eiropu, kas pasargā savus pilsoņus. Tādēļ tajos reģionus, kas vissmagāk ir cietuši, mēs vēlamies. Um, pasargāt vēl vairāk un ļaut arī viņiem baudīt Eiropā aizvien tik svarīgo solidaritāti. Protams, visiem ir kaut kas jādara lietas. Um, labā. Nevar būt tā, ka visu lielāko darba daļu paveic uh, tās valsts, kam ekonomiski klājas labāk, un katram ir jābūt uh, spējīgam iejusties otra ādā. Padomājiet uh, par to, ko var veikt katra dalība valsts ekonomiskā, sabiedriskā un politiskā plāksnē. Tādēļ es jūs uh, lūdzu mums izrādīt atbalstu. Esmu pārliecināta, ka uh, šī krīze ir pierādījusi, katrs ir gatavs izrādīt tādu ārkārtēju solidaritāti. Vācija ir gatava to darīt. Cīņa pret pandēmiju un tās sekām, protams, būs uh, ļoti svarīgs uzdevums Vācijas prezidentūrai, bet neaizmirsīsim arī citus lielus izaicinājumus. Tie ir um, Trešais, ceturtais un piektais jautājums, ko pieminēja kā Vācijas prezidentūras prioritātes, piemēram, klimata pārmaiņas. Apmēram pirms pusgada Urzula Fonderlajena šeit uzstājās ar prezentāciju par klimata aizsardzības plānu, sakot, ka Eiropai ir jāsāk rīkoties jau tagad, ja mēs vēlamies, lai uz šīs planētas turpinātu pastāvēt dzīvība. Uh, Mēs globālā līmenī varam to atrisināt tikai tad, ja Eiropa šeit būs uh, priekšplānā, pirmajās līnijās. Eiropas komisijas piedāvātais zaļais kurs, protams, mums šeit ir ļoti svarīgas vadlīnijas. Mēs vēlamies uh, veikt šīs uh, tik nepieciešamās transformācijas, lai tiktu radīts pēc iespējas mazāk izmešu, lai mūsu ekonomikas būtu pēc iespējas uh, zaļākas. Jāveido tāda ekonomika, kas ļauj Eiropu pasargāt un veidot to konkurētspējīgu un solidāru arī nākotnes paudžu labā. Ir eh, jāatrunā arī juridiski Eiropas klimata neutralitāte, un tas ir jāpanāk līdz 2050. gadam. Līdz 2030. gadam ir jāsamazina mm, izmešu apjoms eh, par 55% salīdzinājumā ar 1990. gada rādītājiem. Protams, mums ir jāpalīdz valstīm eh, veicot šos grūtos uzdevumus. Ceturtais lielais uzdevums prezidentūras laikā ir digitālās pārmaiņas. Tāpat kā klimata pārmaiņu sakarā mums ir jāmaina savs uh, ekonomikas modeles ilgtspējīgā veidā. Mēs nedrīkstam pieļaut to, ka cilvēki baidās no nākotnes, no tā, cik ātri viss mainās, no tā, ka vairs nav tādu um, ierastu lietu un uh, pasauli mainās burtiski dažās minūtēs. Bet tas nenozīmē, ka mums ir jāatsakās no visa tā, kas līdz šim ir uh, ticis uh, izveidots un uzcelts. Uh, Mēs runājam par nepieciešamām pārmaiņām sabiedrībā, kas piedāvās vairāk ilgtspējas un vairāk aizsardzības. Tieši pēdējo mēnešu un uh, nedēļu laikā mēs ļoti skaudri sapratām, cik svarīgi ir uh, būt digitāli uh, avangardā. Ja mēs runājam par tehnoloģijām vai pakalpojumiem, diemžēl mēs šeit nebijām uh, paši izcilākie klases skolnieki. Mums ir jābūt suverēnākiem digitālajā jomā. Ja mēs runājam par kvantu tehnoloģijām, par digitalizāciju, par tādu infrastruktūru, kura ir droša, tur mēs vēlamies būt uh, priekšgājēji, jādomā arī par demokrātijas aizsardzību no kiberuzbrukumiem un dezinformācijas. Demokrātijai ir nepieciešama tāda sabiedrība, kurā var dalīties ar zināšanām un informāciju, kur pilsoņi droši var sazināties arī digitāli, nebaidoties par to, ka viņu personīgie dati kaut kur tiks nopludināti. Bet eh, mēs, diemžēl, tagad esam pieredzējuši, ka meli un dezinformācija, it sevišķi pandēmijas laikā, izplatās ļoti ātri, bet ar to pret pandēmiju nevar cīnīties. Populismam demokrātijā nav vietas. Demokrātija dzīvo no caurskatāmības un patiesības. Tāda, lūk, ir Eiropa, un mēs pie tā arī strādāsim prezidentūras laikā. Piektā kārta Eiro, piektais jautājums - Eiropas atbildība globalizētā pasaulē. Palā, paraugoties uz Eiropas karti, mēs redzam, eh, ka Ukraina, Turcija, Krievija, Libāna, Sīrija, Izrēla, Ēģipte, Lībija, Alžīrija, Maroka atrodas pie mūsu ārējām robežām. Un mēs piedzīvojam arī tādus globālas pārmaiņas. Visā pasaulē mainās spēku samēri un uh, katra valsts, neskatoties arī uz to, ka tās ir NATO dalība valstis, kļūst aizvien um, atkarīgāka individuāli pati no sevis. Protams, ir uh, jāuztver šī Eiropa nopietni. Mēs vēlamies tādu Eiropu, kas saglabā savu brīvību un identitāti arī uh, tik smagu krīžu laikā. Mums, protams, ir nepieciešama spēcīga ārlietu un drošības politika, un šeit apvienotā karalista mums joprojām eh, ir ļoti svarīgs partneris. Uh, Mums vajadzēs arī domāt par uh, turpmākajām attiecībām ar šo valsti un, lai izteiktos uh, vēl maigi, uh, līdz šim sasniegtais uh, nu, nav bijis pārāk iepriecinošs. Mums ir jāpasteidzas vienoties ar apvienoto karalisti, lai mēs varētu noslēgt uh, nolīgumu uh, līdz gada beigām. Es gribu, uh, lai mūsu attiecības turpinātu, palikt labas un es arī centīšos darīt visu, kas ir manos spēkos, lai Eh, tās balstītos uz svarīgākajiem mm, demokrātijas un tiesiskuma principiem. Mums ir arī jāpiemina iestājas konference ar um, Ziemeļmaķedoniju, un tas būs ļoti svarīgs solis uz priekšu, lai piedāvātu arī Rietumbalkānu valstīm iestājas perspektīvu. Jādomā arī par mūsu attiecībām ar Āfriku, ar Āfrikas Savienību, un par to ļoti daudz tiks runāts Āfrikas ES samitā. Neaizmirsīsim arī sadarbību migrācijas jomā. Ir tik daudz cilvēku, kas bēg no savām mājām. Um, Mēs tik lielu bēgļu skaitu līdz šim nekad agrāk neesam pieredzējuši. Tādēļ ir jādomā par labu grodu migrācijas un patvēruma politiku. Tie ir jautājumi, kas prasa tādu politisku jūtīgumu. Mums kopīgiem spēkiem ir jādomā, kā izpildīt savus politiskos un humanitāros uzdevumus. Un visu beidzot jāpiemina arī strateģiskās attiecības ar Ķīnu. Mūsu allaži ir saistījušas ekonomiskās un tirzniecības saiknes, bet ir jādomā arī par daudziem sabiedriski politiskiem jautājumiem, tādiem kā tiesiskums un cilvēktiesības. Diemžēl septembrī nevarēsim organizēt ES Ķīnas samitu, bet mēs vēlamies turpināt dialogu ar šo valsti. Prezidentūra vēlas arī turpināt sarunas par ārlietu un uh, drošības principiem, vai šeit ir jābūt vienbalsīgum principam joprojām, un kā, ko mēs varam mācīties no šīs krīzes, piemēram, domājot par Eiropas suverenitāti veselības aprūpas jomā. Par to noteikti vajadzēs uh, runāt šajā konferencē, kas tiks veltīta Eiropas nākotnē. Komisija to inicijēja jau pagājušā gadā, un arī jūs uh, piedalījāties tās rīkošanā ar ļoti daudzām idejām un priekšlikumiem. Es domāju, ka mums vajadzētu tādu ierobežotu jautājumu loku šajā konferencē apspriest, iesaistot diskusijās arī pilsoņus. Un šodien es jau to pieminēju savā sarunā ar Deividu Sasolī. Priekšsēdētāja kungs, Fonderlajens kundze, dāmas un kungi, vai mēs vēlamies Eiropu? Tad ir nepieciešams viss tas, ko es šodien pieminēju. Ir nepieciešams pamatiesības, kohēzija, ir uh, jādomā, kā cīnīties pret klimata pārmaiņām, kā ieviest ātrāk digitalizāciju, kā būt atbildīgai organizācijai visā pasaulē. Mums ir jābūt konkurētspējīgākiem un digitāli pārliecinošākiem. Mums ir, protams, jāvēro starptautiskās tiesības, mums ir eh, jādomā par eh, ilgtspēju un arī inovācijām. Tāda, lūk, ir Eiropas vīzija. Un noslēgumā eh, pa, pieminēšu kādu epizodi no savas dzīves. Uh, Man ļoti patīk klausīties mūziku, un uh, es gribu pateikt, ka 2020. gada decembrī uh, Ludvigam von Beethovenam būtu palikuši 200 gadi un tas sakrīt ar mūsu prezidentūras laiku. Viņa ne, devītā simfonija mani allaž ir īpaši uzrunājusi, arī emocionāli. Es katru reizi šajā skaņdarbā atrodu kaut ko jaunu. Es atklāju to no jauna, un to, cik īpaši ir šis skaņdarbs, um, tas uh, ir patiešām. Uh, kaut kas tāds, kas ir radies Eiropā, un domāsim par eh, vienotību, par saliedētību, kas arī ir pieminēta eh, Ludviga von Beethovena skaņdarbā. Jāsaka, ka Eiropa ir spējīga ļoti, ļoti daudz ko paveikt, ja mēs visi būsim saliedēti. Paldies! Grācie, labri. Jā, paldies kanclērai Merkels kundzei. Tagad došu vārdu Eiropas komisijas eh, priekšsēdētāji Urzulai Funderlajens kundzei lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, kanclers kundze, godātie deputāti. Mēs priecājamies par Vācijas prezidentūru. Prezidentūras mēs neizvēlamies. Tās tiek sadalītas pēc stingras schēmas un sistēmas, un Vācijas prezidentūra iekrita īpašā laikā. Tas, ko mēs sagaidām no Vācijas prezidentūras, ir ļoti daudz. Tas ir spiediens, es to saprotu, bet tas ir arī kaut kas jauks. Tas parāda, ka jums uzticas, dāmas un kungi. Koronavīrusa krīze liek daudz ko apšaubīt. Sociāli, ekonomiski, arī mūsu izpratni par sevi, kā mēs skatāmies uz sevi un kā mēs skatāmies uz sevi caur attiecībām ar citiem. Un tas viss notiek uz tādas pasaules fona, kurā pamat struktūras arī nevienmēr saglabājas. Koronavīrusa krīzes iespaidā mēs daudz domājam par solidaritāti un pasauli jaunā, mainītā veidā, par to, kāda ir mūsu Eiropa, kopīga Eiropa. Pie tās ir jāstrādā katru dienu. Un jā, sākumā visi skatījās uz tām mazajām lietām un daudz mazāk uz lielajām kopīgajām lietām, bet tad mēs saņēmāmies un skatoties ar Eiropas kopējām acīm, sajūtām ar Eiropas kopējo sirdi. Kanclers Kunze, pateicoties citas starpā arī Vācijas ieguldījumam pēdējās nedēļās, šis kopīgais gars ar kopīgu atbildību Eiropā atkal ir jūtams. Šīs krīzes kontekstā mēs dzirdam no visām pusēm vārdus un redzam darbus, kas dod pamatu cerībām, ka mēs kopīgi uzvarēsim. Kas ir labs Eiropai, tas ir labs arī mums. Un kad es kaut ko tādu dzirdu, es saprotu, ka tas ir tas, ko mēs vēlamies sadzirdēt Eiropā. Šis no jauna atrastais atbildības gars par visu kopā, tas nebūtu nav slikts ceļabiedrs, veidojot prezidentūru, kas veidos nākotni tālāk mūsu savienībai. Godātie deputāti, izaicinājums, kas ir rotējušās prezidentūras priekšā un arī mūsu priekšā nākamajos sešos mēnešos nevarētu būt vēl ārkārtējāks. Pēdējos sešos mēnešos vairāk kā 100 tūkstoši dzīvību ir zudušas Eiropā Covid-19 dēļ. Mēs esam nonākuši smagākajā recesijā pēdējo simts gadu laikā. Vakardien publiskotais prognožu apkopojums rāda plānot 8% kritumu un tikai daļēju atvesaļošanos nākamajā gadā. Šī krīze ir dziļāka un daudz plašāka nekā tā, kas bija pirms desmit gadiem. Tomēr tā krīze pirms desmit gadiem ir sajūtama atmiņās un dažās dalību valstīs kas tobrīd uzrādīja milzīgus jauniešu bezdarba rādītājus, pieredzēja jauniešu milzīgu masveidu došanos projām no mājām, no savas valsts, lai meklētu darbu. Publisko investīciju apjoms kritās līdz vēsturiski nepieredzēt zemiem līmenim. Tas viss kaitēja sabiedriskajai infrastruktūrai un publiskajām programmām milzīgā apmērā. Daudziem tā bija traumatiska pieredze. Bet tam tā nav jābūt obligāti. Citās ES daļās ekonomika saņēma atbalstu no spēcīgām publiskām investīcijām jau no paša krīzes sākuma. Cilvēki varēja saglabāt savas darba vietas, tad tika īstenots e, īstermiņa nodarbinātības e, koncepcijas piemērs, un tas ļāva dažiem iznākt no krīzes spēcīgākiem nekā viņi bija pirms šīs krīzes, un no tā mums vajadzētu mācīties un šoreiz izdarīt šīs lietas kopīgi. Ja mēs to izdarīsim pareizi, tad arī no šīs krīzes mēs varam iznākt kopā spēcīgāki, pateicoties kopīgam mērķim un pateicoties jaunai paudze Next Generation EU. Un šī prezidentūra ir izvēlējusies savas programmas uh, pamatā vienu vārdu - gemainzām kopā. Un tas ir arī dzinējspēks mūsu eh, savienībā. Godātie deputāti, ir divas lietas, kuras vēlētos uzsvērt. Pirmkārt, solidaritāte nozīmē to, ka tiem, kuriem tā ir nepieciešama, saņem lielāku atbalstu, bet tas, ko tas e, nenozīmē, ir rīcības trūkums. Tāpēc turpmāk investīcijām ir jābūt saistībā, saistītām ar reformām, uh, balstoties uz dalību valstīm adresētiem ieteikumiem no Eiropas pusgadu programmu, un katrai dalību valstī ir savi mājas darbi darām. Nav neviena uh, dalību valsts, kurai nebūtu šādi ieteikumi, sasaistot investīcijas ar reformām. Un ja mēs vēlamies iznākt no šīs krīzes spēcīgāki, mums visiem ir jāmainās uz labo pusi. Neviena dalību valsts nav izslēgta no tā, mums jāmainās ar visiem. Un tas ir tas, ko Eiropas iedzīvotāji arī sagaida no mums. Protams, ka tas, ko cilvēki sagaida, ir ļoti atšķirīgi un individuāli, bet viņi visi ir vienoti tajā, kā vēlas dzert tīru ūdeni, elpot svaigu gaisu, redzēt savus bērnus uzaugam dabiskā vidē, un tas, ko viņi noteikti nevēlas, ir tas, kā politika veicina lielākus plūdus karstuma viļņus un miljoniem sugu zaudējumu, bet tas ir īsts scenārijs, kas ir iespējams, ja mēs nerīkosimies. Tieši tāpēc ekonomiskā atvesaļošana nav nodalāma no Eiropas jaunā kursa, zaļā kursa un arī digitalizācijas un noturības veidošanas. Otra lieta neatstāsim daudzgadu budžetu septiņu gadu periodam bez uzmanības. Mums ir nepieciešams abas šīs lietas. Nākamā paudze, šī programma Next Generation EU, ir nepieciešama, bet daudzgad finanšu plāns, šis daudzgad budžets arī ir nepieciešams, lai īstenot ilgtermiņa mērķus pētniecība, inovācija, migrācija, ārpolitika, drošība - tie ir tikai daži temati. Un šīm politikas jomām ir nepieciešama Eiropas pievienotā vērtība un spēcīgs septiņu gadu budžets, lai tas viss tiktu īstenots. Godātie deputāti! Par to visu ir jāvienojas šobrīd, tuvākajās nedēļās, lai veidotu uh, iespēju risināt visus pārējos temats. Līdz gada beigām mums būs jāiezīmē ceļš uz klimata neitrālu Eiropu. Septembrī mēs ierosināsim jauno 2030. gada Eiropas klimata mērķi, kas balstīsies uz robustu ietekmes novērtējumu, un šeit sadarbībā ar Eiropas parlamentu un ES padomi e, mēs to visu paveiksim. Šī sadarbība ir ļoti svarīga. Tāpat mums ir arī jāpārslēdz jaunā, labākā ātrumā digitālā pāreja. Ko tā teikt klausītāji? Šīs prezidentūras laikā mēs darīsim visu iespējamo, lai rastu vienošanos ar Lielbritāniju par mūsu jaunajām attiecībām, tāpat laikā patiešām respektējot visus tos principus, kas ir mums spēkā un saglabājot vienotību ir ārkārtīgi svarīgi tāpat laikā uzturēt arī ļoti labas transatlantiskās attiecības, pat tad, ja tās šobrīd ir sarežģītas un problemātiskas. Partneru attiecības ar Āfriku arī ir Vācijas prezidentūras programmas pašā sirdī. Tāpat arī um, tas sasaistās ar komisijas programmu. Kā rīkoties, skatoties sejā šim vīruta, vīrusam arī Āfrikā? Mums jāpalīdz saviem partneriem, tur mums jāparāda, ka šīs partnerattiecības neeksistē tikai tādos labos, veiksmīgos laikos, bet ka esam gatavi palīdzēt viņiem arī grūtos laikos. Un mums pilnīgi noteikti jāturpina darbs arī ar Ķīnu, tā lai šīs partnerattiecības savukārt būtu daudz līdzsvarotākas. Un visbeidzot, kas nav maz svarīgi, ir pienācis brīdis uzsākt konferenci par Eiropas nākotni. Mēs visi vēlamies dot savu grūdienu uh, šī procesa uzsākšanai, tajā brīdī, kad tas tīri fitosanitāra apstākļu dēļ būs iespējams. Visu šo jautājumu dēļ esmu ārkārtīgi priecīga, ka varam šeit rēķināties ar to pieredzi, ko procesā ienes Vācija. Un, protams, ka nākamnedēļ gaidām uh, pirmā Eiropadomu viņu vadībā, un tas ir brīdis, kad mēs varam atkal sākt darboties kopīgi lai mēs varam kopīgiem spēkiem padarīt Eiropu spēcīgāku, kopīgi strādāt pie Eiropas atgošanās, un visi kopā mēs tādējādi varam Eiropu celt no jauna. Grācie, grācie. Lielas paldies, saka priekšādātais, paldies Fonderlajenas kundzei. Un tagad uzklausīsim politisko grupu pārstāvjus. Pirmais no tiem Manfreds Vēbers tautas partijas vārdā. Lūdzu! kanclere Merkele, priekšādātāja Fonda Lajena, priekšādātāja Sasoli, godātie kolēģi. Viņa vārds ir Francesco. Viņš ir ārsts Bergamo slimnīcā, Un viņam sast, viņš sastapās ar jautājumu, kādu ārstam nebūtu jārisina. Viņš vēlējās glābt dzīvības, bet šai slimnīcā nebija vairs pieejamas brīvas gultas slimniekiem, un viņam nācās izšķirties starp dzīvību un nāvi. Un tāpat laikā kaimiņu valstis Eiropā nobloķēja aizsarga materiālu un masku eksportu uz Itāliju. Jā, mm, visi ļāvās bailēm, nacionālo intereses, nacionālas intereses triumfēja, un līdz ar to Francesko nonāca vienkārši briesmīgā situācijā. Un ne viņš vienīgais, ļoti daudz cilvēku Eiropā šobrīd uzdod sev jautājumu, kas notika ar solidaritāti, kur bija Eiropa, kad mums to vajadzēja visvairāk uz Vācijas priekš, prezidentūru liekam ļoti lielas cerības, godātā kanclere. Eiropa tev tic. Un, protams, ir tādi slepeni naidīgi spēki, kas cenšas mūs eh, sašķelt, bet tu tam visam pretojies. Atcerēsimies arī mm, sākotnējo eh, eh, Adenauera fondu, un tāpat atcerēsimies uz par ekonomikas un ogļu kopienu, un arī šīs koronakrīzes laikā tas viss ir līdzīgi Tiesa, ka jūsu prezidentūrai ir jāspēj saglabāt Eiropas kopība, un es Mm, nu, tad gribētu zināt, kā būs ar šiem turpmākajiem 20. Atskatoties uz pēdējiem desmit gadiem, viss, ko iedzīvotāji redz, ir eiro krīze, migrācijas krīze, um, Brexit krīze un tagad korona, koronas krīze. Tā šķiet arī šķiet, ka mēs pārējām no vienas krīzes uz otru, jo pārāk, pārāk bieži tas ir tāpēc, ka mēs ļaujamies bailēm. Bailes ir solidaritātes ienaidnieks, bailes ir eh, mūsu brīvības ienaidnieks. Atkal atcerēsimies par Francesko, viņš neļāvās bailēm, viņš izrādīja izrādīja drosmi, viņš izrādīja to drosmi, kas mums Eiropā šobrīd vajadzīga vairāk nekā jebkad iepriekš - drosmi izrādīt solidaritāti. Un pirmais svarīgākais solis šajā virzienā ir atgūšanās fonds šobrīd. Par to jāizlem jau šomēnes. Mums jābūt drosmei skatīties nākotnē. Mēs nevaram tērēt naudu, ko aizņemamies no bērniem nākotnē. Nē, mums jāveido viņiem atbilstīga nākotne. Jādomā par klimata aizsardzību, par digitalizāciju. Tas viss ir svarīgi. Mums jābūt drosmīgiem, būt taisnīgiem. Tad, ja aizņemamies līdzekļus, līdzekļus, tad mums godīgi jāpasaka arī to, kā grasaties to atmaksāt. Un tas, ka kāds šajā telpā tagad nopietni tic, ka mēs eh, varēsim atmaksāt šos eh, Eiropas Savienības parādus bez pašu resursiem, es domāju, kļūdās, jo tas nebūs iespējams. Un tāpēc mums ir vajadzīgs šāds atmaksas plāns vēl līdz 2028. gadam, varbūt ar digitalizācijas nolūku. Mums jābūt drosmīgiem, lai būtu brīvi. Eiropa nav nekāds eh, naudas automāts. E, Eiropa ir vienotu vērtību vieta un tiesiskums ir jāievēro. Jūs atsaucāties vēl uz vairākiem citiem punktiem savā, savā ievadrunā Vācijas prezidentūras programmu prezentējot, un ir vajadzīgi konkrēti risinājumi, jā, arī patvērumu politikas jautājumā, Brexit jautājumā, tirzniecības jautājumos un tam līdzīgi. Bet, kolēģi, bažos, ka ar to vien tomēr nepietiks. 70 gadi pagājuši kopš Roberta Šūmana lēmuma. Viņš toreiz sastapās ar vēl lielākiem problēmu jautājumiem. Toreiz Eiropa bija sagruvusi, parādi bija milzīgi. Uh, cilvēki dzīvoja badā un šausmās. Un tāpat laikā Šumanam pietika drosmes paraudzīties tālāk par ikdienā, mm, ikdienas notikumiem. Viņam bija ticība Eiropai, un arī šobrīd mums priekšā ir milzīgs darbs - digitālā revolūcija, naidīga Krievija, ASV, kas šobrīd slēdz līgumus ar Ķīnu. Tas viss ir mums pārbaudījums. Austrālija izdeg, liberāla demokrātija, kam mēs visi tik ārkārtīgi ticam, tiešām tiek pakļaut uzbrukumiem. Jā, katru dienu mūsu priekšā ir pārbaudījumi. Un atkal jautājums jautājums ir par to, vai mēs, tāpat kā Šulmans, būsim ar pietiekamu drosmi, lai paraudzītos tālāk par ikdienas problēmām. Tas ir mans jautājums. Vai es arī esmu gatavs pacelties tam pāri? Es domāju, ka te mums jārunā par identitāti. Šodien mēs Eiropu attaisnojam, eh, pamatojoties uz tādiem īsiem ikdienas eh, panākumiem. Nu, lūk, viesabunēšanas atcelšana, robeža atcelšana, eh, Eiropas Savienības līdzakļiem tiek celti ceļi un tā tālāk, bet kolēģi. Šāda veida perspektīva ir visai egoistiska. Tas nozīmē, lūk, ja Eiropa kaut ko dod man, tad Eiropa tas ir labi, jā, bet ja neko nesaņemu pats, tad gan ne pie kā laba tas nenovedīs. Nē, tā mēs nevaram rīkoties. Šāda veida Eiropa, kas ir paredzēta tikai dažiem, atkal nodara pāri tādiem kā Francesco. Neviena sabiedrība nevar iz, iz, izdzīvot bez šī kopības gara, bez kopējas solidaritātes. Mm nu, tautas partijas vārdiem runājot, bez šī Eiropas vērtību dzīvesveida. Tieši tā kā jūs, Merkels kundze, runājāt, jā, ir Mm, ļoti daudz, kas jādara sociālā tirgus ekonomika, nāpsoda atcelšana, um, uh, piemēram, šajā gadījumā, ASV gadījumā parāda, ka tas viņi vēl neko no tā nav panākuši, nerunāt nemaz par Ķīnu, kur demokrātijas nav vispār. Un tāpēc šis Eiropas dzīvesveids tiešām ir unikāls, un tas padara mūs par eiropiešiem. Es ārkārtīgi lepojos, ka varu teikt, ka esmu eiropietis. Mums ir nepieciešams no jauna atklāt drosmi raudzīties nākotnē, drosmi spērt tālākos soļus. Solidaritāte pastāvēs un vērtības būs uzvarošas globāli tikai tad, ja mēs patiešām būsim ar šo kopības garu, šo sabiedrisko kopīgas garu. Un tāpēc mums ir vajadzīga kop šī kopība, šī demokrātija, un par to mums ir jādomā tieši tā, kā to darīja Vaclavs Havels savulaik, Helmuts Kols tāpat. Uh, Un tas te es pieminu tikai dažus. Es tiešām, uh, godātā kanclere, ceru, ka Vācijas prezidentūra un jūs pati attaisnosiet uz jums liktās cerības, ka jūs tiksiet galā ne tik vien ar ikdienas problēmu jautājumiem, bet spēsiet spērt šos to, soļus tālāk Eiropas nākotnē, ticot demokrātijai Eiropā, nonākot pie tiešām unikālas Eiropiešu identitātes. Un lai jums veicas, paldies! Grācie! Liels paldies, saka priekšsēdētājs! Tālāk dod vārdu sociālistu un demokrātu grupas priekšādātājai Iračai Garcijai Peres. Priekšādātāji, paldies! godātie kolēģi, godātā kanclera, kanclera Merkele, priecājamies jūs redzēt šeit, Eiropas demokrātijas namā. Ir vēsturē tādi momenti, kuros nepieciešama vīzija un drosme, un šis ir viens no tādiem mirkļiem. Un tāpēc mēs rēķinamies ar jūsu pieredzi, ar jūsu pieredzi Vācijā, kur jūs spējāt panākt sadarbību, ejot pāri personiskajām interesēm, un cerams, ka spēsiet apvienot Eiropu arī savas prezidentūras laikā. Mēs dzīvojam laikos šobrīd, kur tiks noteikts kurs, tālākais kurs nāk, Eiropas nākotnē. Mums nepieciešams būt daudz vienotākiem šīs e, krīzes kontekstā, jāaizsargā mūsu strateģiskie sektori, jāpārliecinās, ka sabiedrība ar riskiem pretoties spējīgāka. Padomē ir jāpieņem atgūšanās plāns un arī budžets. Tas būs ārkārtīgi svarīgi nākotnē. Nu, un e, tad mūsu rīcībā būs līdzekļi, bet šai gadījumā mēs nerunājam tikai un vienīgi par skaidriem, te runājam par politiskiem projektiem. Kad Roberts Šumans nāca klajā ar ierosinājumu kontrādam Adenauram veidot uh, ogļu un tērauda kopienu. Tas nebija tikai tāds tehniska rakstura projekts, ne, tas bija strateģisks, ar morālu atbildību īstenots projekts, domājot par Eiropas iedzīvotājiem. Vācijas nākotne šobrīd lielā mērā atkarīga arī no Eiropas nākotnes un otrādi. Turpmākajos mēnešos strādāsim plecu pie pleca, lai censtos pārvarēt šīs e, atšķirības starp ziemeļiem, dienvidiem, austrumiem un rietumiem, tā, lai tas nāktu par labu visiem iedzīvotājiem. Mums jāparāda pasaulē, ka ir iespējams veidot taisnīgāku sabiedrību, ilgtspējīgāku sabiedrību, tādu sabiedrību, kas domā par nākošajām paudzēm, par vidi, par e, tādu sabiedrību, kas ir balstīta vienlīdzībā, kur sievietes arī ir liela organizācija priekšgalā. Mums ir jāiz jāaizsargā sabiedrības veselība, izglītības joma, jānodrošina godīgas, taisnīgas atalgojums. Mums ir jāveido tāda sabiedrība, kas, piemēram, tiek galā ar visiem šīm migrācijas plūsmām un dara to taisnīgi un godīgi. Esam gatavi pie tā visa ar jums sastrādāties. Mēs saprotam, ka tā kā rīkojāmies pagātnē, tā vairs nevaram darīt. Mana politiskā grupa un mani kolēģi ir strā, izstrādājuši ceļu karti taisnīgākai Eiropai, kas būtu pietuvinātāka pilsoņiem. Un ir divas jomas, kas mums šķiet vissvarīgākās. Pirmkārt, pašu resursi, tā lai mēs varētu tikt pāri visiem šiem transnacionāliem jau, jautājumiem, un otrām kārtām mums jāiesaista pilsoņi šai konferencē par Eiropas nākotni. E, Merkels kundze, mēs visi ticam, mums visiem ir kopība šīs Eiropas vērtības, un visi esam entuziasmi pilni šīs vērtības aizstāvēt un vēlamies tās padarīt par realitāti. Lielas paldies, saka priekšsādātājs. Nākamais runātājs Dačians Čolas Renew Europe grupas vārdā. Lūdzu, godātā kanclera klausoties jūsu ievadvārdus, es izjūtu ļoti dziļas emocijas. Mēs abi divi nākam no tās pašas Eiropas puses. Mēs abi divi dzīvojam šai citā Eiropā, šai austrumu Eiropā, kā tā tiek saikt, saukta. Desmitiem gadus par mūsu valdīja komunistiska di diktatūra un totalitārisms. Un šai zālē esam ļoti daudzi, kas eh, nu, esam no turienes, bet tas, šis mantojums nereti tiek ignorēts. Mums ir vajadzīga brīva, labklājība, eh, Eiropa, un esam gatavi cīnīties arī pret tām, pret tām to izlūzijas trūkumu un šo, nu, tā teikt, eh, negatīvo attīstību šis Eiropas projekta gaitā Jo mums šobrīd ir vajadzīga cerība, un tieši ar cerību mēs varēsim vērsties pret šo ilūziju graušanu. Mums ir vajadzīgs steidzami rīkoties, mums ir jāpieņem eh, atjaunošanas plāns, jāpieņem jaunais daudzgadu finanšu plāns. Pēdējās aplēses, kas nāca no Eiropas komisijas par ekonomikas situāciju, parādīja, ka mums šobrīd jāsaka nav citas izvēles. Mums ir vajadzīga šī Eiropas kopīgā nākotne. Un tieši no šī brīža, e, ja mēs pieļausim šķelšanos, tad tā būs vēsturiska kļūda. Es esmu pārliecināts, ka jūs Vācijas prezidentūras vārdā ļausiet padomē iziet uz kompromisu. Bet tās spēcīgās emocijas, ko izjūt jūsos klausoties, ir viena lieta, bet, e, bet tomēr mani māca arī zināmas bažas. Jūs nesen deklarējāt, ka ir nepieciešams, nepieciešama līdzekļi, lai varētu runāt par tiesiskumu. Uh, Nu, te jāsaka, es nevaru jums piekrist, jo nav tā, ka mēs Eiropu uh, tikai uz šāda veida pieeju. Mēs Eiropu varam veidot kā vīziju un pamatīgas vērtības. Šobrīd ir ārkārtīgi daudz tādu Eiropas vadītāju, kas domā tikai par līdzekļiem. Nu, liel, Lielisks piemērs ir Viktors Orbāns, piemēram, kas dod kaut kādas priekšrocības tikai savu partiju eh, pārstāvjiem, bet viņš jau nav vienīgais tāds Merkeles skundze. Mums ir nepieciešams vērsties pret tiem, kas šādi vēlas vēstures gaitu mainīt. Tik izteikts priekšlikums, nu, teikt, nosacījumus par tiesiskumu izpildi, lai saņemtu atgūšanās līdzekļus. L'occasion politique. Un politiskā rīcība iespēja šajā gadījumā ir pilnīgi skaidra mums šie 850 triljoni jāizmanto kā svira, pa, lai īstenotu labus pasākums. Mums jāpārliecinās, ka pilnīgi visi Eiropas iedzīvotāji dzīvo labklājībā. Jūsu rokā būs zināma vara, Angela Merkel, un lūdzu neizmantojiet to ļaunprātīgi, bet pareizi. Liels paldies, saka priekšēdētājs. Tālāk ID grupas vārdā Jorgs Meutens. Lūdzu godātā kanclera skundze, komisijas priekšādātā kungs, parlamenta priekšādātāji. Daudz, Eiro, daudz Eiropas Savienības gaida daudz ko no šīs Vācijas prezidentūras. Viņa gaida politisku viedumu un tālredzību. Uh, kopš Eiropas Savienības pastāvēšanas šāda veida vērtības nav bijušas svarīgākas. Un, tā, un tas, ko jūs ar šo vietu, šķiet, ka jūsu darbība ar uh, tālredzību un viedumu nav pilnīgs nekādā veidā saistīta. Jūs ļauties tikai ideoloģijas uh, um, varai. Jūs te vēlties svinēt Eiropu, kas neko nav panākusi. Jūs faktiski esat kā tāds skrauklis, kas. Um, tikai ķērts uz nāvi. Jūs vēršaties pret kultūras identitāti, jūs vēršaties pret individu brīvību. Un to visu jūs mīdāt ar kājām. Eiropas kultūrālā identitāte, to, tā kristīgā daudz, mantojums, daudzveidība nevar, aiz, nevar tikt aizstāt ar visu šo multikultīvu variāciju. Un tas jūsu rīcība, kā mēs to piedzīvojam Dižonā un Štutgartē, noved pie daudziem pārkārtojumiem. Cilvēku intereses, patiesās intereses tiek ignorētas. Nu, un te nerunāju tikai par vāciešiem, par, te runāju par francūžiem, itāļiem un tā tālāk. Galu galā pirmām kārtām taču ir viņi kā tauta un nevis šī Eiropa. Tas būtu tikai atbilstīgi un jāievēro jūsu haotiskā Finanšu politika visu to pilnībā ignor, ignorē. 500 miljardi eiro zaļajam kursam un tad 700 miljardi atgošanās plānam. Nu, tas taču ir pilnīgs eh, pretstats jebkura veida prātīgai rīcībai. Un tomēr viss trakākie ir šie tālākie cilvēku brīvības ieroši, ierobežojumi. Tas, ko jūs, tas, to jūs panākat ar visiem šiem pārliecīgajo parādu uzņemšanos uz zēs pleciem, tas iet pretrunā visa veida pamatbrīvībām. Jūs ar saviem Francijas eh, prezidentiem un citiem vienoties par šāda veida līdzekļu tērēšanu, tad pie šiem 500 miljardiem jūs vienkārši piemetat klāt vēl 250, bet tā nav jūsu nauda, ko tērēt. Nē, tā ir nodokļu maksātāja nauda. Viņiem būs beigās visi šie rēķini jāmaksā. Tas ir absolūti nepieļaujami. Jūs vada tikai un vienīgi socialistiska ideoloģija cilvēku brīvība, kā jau teicu, tiek bradāta kājām. Un jūs sakāt, lūk, Vācija ir gatava izrādīt solidaritāti, bet vai jūs apzināties, ka vidējais Vācijas labklājības rādītājs ir krietni zemāks par attiecīgo rādītāju Spānijā un, piemēram, Itālijā? Vai jūs zināt, ka ka Vācijā cilvēki iet pensijā krietni vēlāk nekā citur, tad par kāda veida izpratnī attiecībā uz solidaritāti jūs vispār varat runāt, Merkels kundze? Kopā ar Kristīnu Lagārdu jūs esat izveidojuši tādu kā triumvirātu šeit Eiropā, tā vietā, lai izmantotu šo krīzi un sakārtot visu un atbilstīgi samērīguma principam, jūs vienkārši ļauties kaut kāda veida tālākai plūsmai un tādējādi nododat to Eiropas ideju, par ko šeit tik cēli runājat, un tā rezultātā sodāt iedzīvotājus Eiropā. Per il gruppo dei Verdi, prezidente Skakeller, prego. Paldies, tagad lūdzu Skakeller, zaļo politiskās grupas vārdā. Merkeles kundze, man šķiet, ka vairākuma vārdā varu jūs laipni lūgt Eiropas parlamentā. es ist sicherlich ein. Jā. Es domāju, ka parlamentā arī mēs ļoti labi varam novērot, ar kādām grūtībām sastopas Eiropas Savienība, bet mēs uh, strādājam uh, pašaizliedzīgi, lai padarītu Eiropu labāku mūsu pilsoņiem. Mums ir eh, jāstrādā vēl smagāk, ņemot vērā Eiropas Savienības daudzveidīgumu, un eh, to ir labāk eh, arī jāpārstāv šajā parlamentā. Jā, jūs uzsākat prezidentūru ļoti smagā brīdī. Korona krīze, protams, ir kļuvusi par ļoti smagu pārbaudījumu mums visiem. Krīzes sākumā bija zināmi draudi, ka dalība valstis atkal atgriezīsies pie nacionālā egoisma, atkal ceļu kontrolas tika ierīkotas, bet krīze ir arī iespēja beidzot izveidot tik solidāru Eiropu, kāda mums ir akūti nepieciešama. Tas ir gan jūsu, gan jūsu valdības uzdevums, kanclers kundze, lai izmantot šo iespēju un veidotu jaunu, labāku Eiropu. Un es gribētu arī uzteikt šo vācu franču priekšlikumu, jo tas pierāda, ka jūs esat bijuši drosmīgi un nepaļāvāties nacionālajam egoismam. Mēs, protams, būtu vēlējušies ko tādu jau agrāk, bet labāk vēlāk nekā nekad. Protams, viss vēl nav nolēmts, ir jāstrādā smagi un ilgi, lai šāds fonds patiešām tiktu realizēts. Jums tam ir nepieciešami spēcīgi partneri. Mēs esam gatavi strādāt kopā ar jums, Merkels kundze, pie šāda ambicioza plāna, lai varētu veikt investīcijas nākotnē un gludinātu ceļu sociāli ekoloģiskai tautsaimniecībai, kas ir atbilstoši mūsu laiku prasībām, izveidojot fondu, kas palīdz tām valstīm, valstīm, kam klājas vissmagāk, tajā pašā laikā nepaukstinot nodokļu un uh, parādu nastu. Jādomā arī par klimata aizsardzību un nedrīkst uh, pieļaut iepriekš uh, pieļautās kļūdas, ko pieļāva trojka, smagi sodot valstis, kas jau tā piedzīvo grūtus laikus. Korona krīze demonstrē, ka mēs varam strādāt saliedēti un tādējādi panākt patiešām daudz. Mums ir jābūt arī izlēmīgiem, un izlēmīgums ir nepieciešams, lai eh, cīnītos pret klimata pārmaiņām. Klimata pārmaiņas jau negaidīs, eh, kad mums būs atkal kāds atāpas brīdis, lai tām beidzot pievērstos. Un nākamās paaudzes ļoti smagi to visu izjutīs uz savas ādas, spēcīgākas vētras, karstuma periodi, sausuma periodi. Tas viss atstāja arī sliktu nodarītu iespēju uz cilvēku veselību. Varbūt, ka mēs esam pēdējā paudze, kas kaut kā var ierobežot, apstādināt klimata pārmaiņas. Ir jādomā par atjaunīgiem energoavotiem, drošu, tīru, zaļu enerģiju. Mums ir jāsāk rīkoties, mums ir jāizteno pieņemtie lēmumi, un es domāju, ka Vācijas prezidentūra šeit noteikti var sniegt ļoti uh, apjomīgu ieguldījumu. Jādomā arī par klimata mērķiem 2030. gadam, tiem jābūt ambicioziem. Mēs, kā lielākais piesārņotājs, esam um, saistīti uzņemties atbildību par to, lai arī citi uh, iesaistītos uh, CO2 izmašu samazināšanā, lai uh, varētu tos samazināt par 65% līdz 2030. gadam. Merkels kundze, esiet drosmīgi, esiet drosmīgi arī cīnoties pret klimata pārmaiņām, jo visa pasaule tagad klausās Eiropā un gaida noteicošos signālus. Mums tas var izdoties, bet tādēļ ir jārīkojas jau tagad un. Uh, kanclers kundze, tam esat nepieciešama arī jūs. Paldies! Paldies! Fito kungs uzstāsies EKR grupas vārdā, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Gribēju pateikties Merkels kundzei, ka viņa šeit ir pie mums ieradusies, atspoguļot Vācijas prezidentūras prioritātes. Jūs uzņematies šos uzdevums ļoti grūtā brīdī mūsu kontinentam. Nu, tas varbūt ir pat otrs smagākais pārbaudījums pēc otrā pasaules kara. Un Jāsaka, ka Eiropas Savienība ir rīkojusies eh, diezgan lēni reaģējot uz krīzi. Vakardien eh, komisija ir pārskatījusi eh, izaugsmes rādītājas Eiropas Savienībā par 10% mazāk Spānijā, Francijā, Itālijā un mēs saprotam vienu. Nav vairāk laika palicis, ir pienācis laiks rīkoties. Nākam nedēļ ir jāatrod vienošanās un jāparūpējas, lai nauda tiktu piešķirta un lai pirmām kārtām tā nonāk pie pilsoņiem un uh, uzņēmumiem. Mums ir jāvienojas par kompromisiem, ir jābūt uh, tādam ļoti ambiciozam projektam. Vācijai šajā pusgadā ir milzīga atbildība prasība eh, domāt eh, par Eiropas Savienības sākotnējo garu. Mēs nedrīkstam ļauties pagātnē. Jāpieliek punkts eh, dažādiem priekšnosacījumiem un taupīšanai. Mums ir jāatbalsta uzņēmumi un tie, kas ir cietuši vissmagāk. Nevaram pieņemt tādus neizdevīgus tirzniecības lēmumus. Ir jābūt labākam līdzsvaram vienotajā tirgū. Ir jāmēģina arī izlīdzināt tās atšķirības, kas joprojām pastāv starp dažādām dalību valstīm. Ir jābūt labākam resursu sadil, sadalījumam un nedrīkst, protams, arī apšaubīt dalību valstu suverenitātes un autonomijas principus mēs nedrīkstam nekādā veidā arī um, nelabvēlīgi ietekmēt uzņēmumu iespējas attīstīties un strādāt ilgspējīgi. Mums ir jārunā skaidra valoda. Mums nevajag kaut kādus uh, centrāl, centralizētus diktātus no Briseles. Ir jābūt tādai politikai, kas labāk un biežāk ņem vērā dalību valstu atšķirības un atšķirībās, atšķirīgās vajadzības. Uh, Nevar, piemēram, arī uzbrukt kādām valstīm, ka tās pārkāp tiesiskumu tikai tādēļ, ka tās nav ievērošas Briseles diktātu. Mums jūsu Vaka, jūsu iekšlietu ministrs vakardien atklāja, ka ir ļoti daudzas valstis, kas tika atkā, atstātas savā vaļā, likteņa varā, lai varētu īstenot visas reformas un varētu labāk īstenot kontrols pie robežām. Tika domāts arī par. Uh, to, kā labāk vērsties pret uh, migrācijas radītajām problēmām, arī uh, cilvēku tirzniecību. Nav pieļaujams tas, ko dara Turcija uh, vidusjūras baseinā, un Eiropa uz to visu noraugās klusējot. Mums ir jārisina arī um, Brexit izaicinājumi. Ir jābūt uh, tādai uh, labākai sadarbībai ar NATO. Mm, cīnoties pret terorismu, un mums ir jāsaprot, ka sadarbība ar mūsu vēsturiskajiem partneriem ir ārkārtīgi būtiska. Ir arī uh, jābūt uh, tādiem līdzvērtīgiem Ķīnas partneriem. Mēs nedrīkstam visu laiku pret viņiem uh, ar tādu pārliecīgu pietātu izturēties. Jārunā arī par Hongkongu, par cilvēku demonstrantu apspiešanu uh, šajā teritorijā. Mums ir jārunā par ļoti daudzām prioritātēm. Jozefs Ratzingers ir patiesa patriots. Es uh, līdz šim nedzirdēju kaut kādus uh, izsaukumus uh, no vietām. Es uh, līdz šim neesmu kolēģis pārtraucis, kad viņi runāja. Nu, un es ceru, ka pret mani arī jūs um, attieksieties atbilstoši. Kādreizējais pāvests Rācingers teica, ka nav iespējams veidot kopīgu Eiropu, aizmirstot pašiem savas saknes un identitāti. Lūdzu, mācieties no Ratzingera vārdiem. Mēs nedrīkstam pieļaut pagātnes kļūdas. Paldies, un tagad uzstāsies Šīrdevana kungs. Paldies, priekšsēdētāji, kanclers kundze, ar uh, šo prezidentūru jūs esat saņēmusi vēl iespējas. Jūsu runā tik bieži pieminētā Eiropa. Um, Nedrīkst aizmirst to, ka jūsu uh, pirmā reakcija uz krīzi uh, bija uh, šī taupīguma politika. Uh, Grieķija bija pirmā, kas cieta uh, algu samazināšana, pensiju samazināšana, daudzi jaunieši, kas palika bez darba, un šī uh, aplamā politika Eiropa toreiz gandrīz sagrāva. Es ceru, ka jūs esat guvuši mācību no šiem kļūdām, un šajā prezidentūrā mēģināsiet tās labot. Mums ir nepieciešama pirmā Pirmām kārtām solidāra politika. Kanclera skundze šo, šīs prezidentūras panākums arī mērīs pēc tā, cik uh, labi jums izdosies atrisināt uh, šo pēckrīzi, šīs pēckrīzes problēmas. Vai jums ir, uh, piemēram, arī ienācis prātā padomāt par to, cik bieži tika pieminēti uh, svarīgākie darbinieki? Uh, ārsti, medmāsas, pārdevēji, visi tie, kas turpināja strādāt uh, pašaizliedzīgi uh, un nedomājot par savu veselību, mums ir jāaizsargā pirmām kārtām šie cilvēki, kas tik daudz darīja, lai cīnītos pret krīzi. Mums viņi ir jāpasargā no uh, negodīgiem, neizdevīgiem darba apstākļiem. Mums ir jādomā par daudzgadu finanšu schēmu, arī pieminot šos cilvēkus. Uh, Un, uh, kancleres kundze, es uzklausīju arī jūsu partijas biedru izteikumus un arī uh, komisijas priekšsēdētājs runu, tātad, ka vajadzēs atkal taupīt un vajadzēs privatizēt. Nu, tad uh, vajadzētu uzdot jautājumu, vai jūs konservatīvo partiju vispār nesat ziņas skatījusies, skatījušies pēdējā laikā. Merkels kundze, viens padoms no manis. Šolca kungs, Vācijas finanšu ministrs, līdz šim padomē bloķēja bloķēja digitālo nodokli. Un Trumpa valdība ir izstājusies no starptautiskajām sarunām. Valdībai beidzot, Vācu valdībai beidzot ir jāpieliek punkts svarīgu lēmumu pieņemšanai padomē. Domāsim arī par ziņojumiem par atsevišķām valstīm. Mums ir jāvērš pret lieliem uzņēmumiem, kas vienkārši nemaksā nodokļus vai maksā smieklīgus grašus. Jā, mums jādomā par uh, Eiropas nākotni, par sociālāku ekonomiku. Mums ir jādomā arī par tādu klimata aizsardzības politiku, kas ņem vērā Parīzes mērķus Un eh, zaļais kurs, par kuru Alla žurnā Lajens kundze ir eh, kilometriem tālu no patiesajām vajadzībām. Kancleres kundze, nu kādēļ jūs eh, mē, gribat atbalstīt tirzniecības nolīgumu ar Merkozūru? Ekstrēmi labējais uh, prezidents Brazīlijā Bolsonaro ir pats atbildīgs tiešā veidā par milzīgu meža platību izciršanu Amazonas uh, teritorijā. Uh, Un, ja tiek runāts par uh, uzņēmēju darbību, par ekonomiskajām interesēm, vai tad viss tas ir uh, jāaizmirst, un tad mēs vairs nerunājam par Eiropas vērtībām. Uh, Un jāsaka, ka šīs pamatvērtības noslīkst ar katru bēgli, kas noslīkst uh, gumijas laivā, mēģinot uh, nokļūt Eiropas Savienībā. Un mēs nevaram šo situāciju atrisināt, slēdzot kaut kādus netīrus darījumus ar uh, negodīgiem cilvēkiem, kas iedzīvojas uz karu un um, konfliktu rēķina. Uh, Mums ir jāizdomā laba politika, lai palīdzētu šiem cilvēkiem, un Merkeles kundze izdariet arī zināmu spiedienu uz padomi. Visiem padomes sēžu protokoliem ir jābūt pieejamiem. Nu, lūk, jūs pieminējāt caurskatāmību, tad dariet kaut ko lietas labā, tas patiešām būtu ļoti labi. Uh, ja cilvēki varētu iepazīties ar to, kas notiek aiz slēgtām durvīm. Ir jādomā par sociāli taisnīgu, ekoloģisku un demokrātiskāku Eiropas Savienību. Paldies par uzmanību! Grācie! Paldies! Pie grupām nepiedarošo deputātu vārdā uzstāsies Zonebērna kungs lūdzu. Priekšsēdētāji! Labu apetīti, Merkels kundze! Nu, kurš tad cits, ja ne jūs, varētu izvest Eiropas Savienību no šīs krīzes? Šķiet, ka Eiropai ir tāda nepārvarama vēlme pakļauties vācu līderībai. Nu, kāpēc tikai tagad, nevis pirms 80 uh, gadiem, tad jau mums būtu uh, izdevies izvairīties ļoti daudzām nepatikšanām, un jūs mēģināt tagad koronu pievārēt ar milzīgu naudu, un, uh, diemžēl, diktatoram Orbanam tas neizdevās, jo gribat aizliegt klimata pārmaiņas un gribat pieļaut to, to, ka ķīnieši varbūt mūs izsmies, bet nedaudz klusāk. Jāsaka, ka jūsu pilnvarām ir zināmi ierobežojumi. Pat ne jūs un jūsu 750 eh, miljardi nevarēs parūpēties par to, lai Hamburgas futbola klubs kādreiz nokļūtu Bundeslīgā. Paldies! Eh, vēlreiz tagad lūdzu vārdu kolēģis. Merkels kundze vēlas izteikties tagad. Jā, prezident. Priekšsēdētāji, dāmas un kungi, es varu izteikties lakoniski, gribēju pateikties visiem tiem, kas man novēlēja panākumus, un, protams, tas ir skaidrs visiem ka mēs uh, runājam ne tikai par sadarbību ar dalību valstīm, bet arī par sadarbību ar Eiropas parlamentu. Un ir arī atšķirīgi, uh, protams, uh, priekšstati par to, kā panākt šos mērķus mēs runājam ne tikai par kopīgiem risinājumiem padomes līmenī starp valstu un valdību vadītājiem, nē, mums ir jāstrādā visiem kopā, ja gribam kaut kādus risinājumus atrast. Tika eh, arī pieminēts tiesiskums vairākās valstīs. Es pati savā runā pieminēju pamatiesības un Eiropā mums, kā prezidentūrai, tā ir absolūta prioritāte, bet neskatoties uz to visu, mums jādomā arī par uh, darba turpināšanu, un lai darbu varētu turpināt, ir nepieciešama arī finanšu schēma, šis atgūšanās fonds un jau sarunājoties ar Sasolī kungu, mēs vienojāmies par to, ka esam gatavi iziet uz kompromisiem un padomas priekšsēdētājs man arī noteikti piekristu uh, runājot par to, kādi ir atšķirīgie priekšstati dalību valstīs, kā tad vislabāk tikt ar šo krīzi galā. Jā, kolēģiem ir atšķirīgi viedokļi un. Uh, Jā, demokrātija nu, tāda ir, bet eh, apvainojot vienam otru, mēs ne pie kādiem risinājumiem nenonāksim. Un tam nav nekāda sakara ne ar demokrātiju, ne ar iecietību. Mums vajadzēs runāt arī par tādiem neērtiem jautājumiem. Vēberkungs pieminēja pašresursus. Es, protams, saprotu, ka tas ir ļoti svarīgi Eiropas parlamentam, bet no otras puses. Uh, ir uh, zināma līdzekļa daļa, ko komisija ir asignējusi kā uh, pašresursus, jau ir uh, ieplānota valstu budžetos. Un ja mēs runājam par pašresursiem, tas nevar novest pie tādas faktiski nepamatotas nodokļu paaugstināšanas. Es nerunāju par digitālo nodokli, tas ir kas cits. Mēs nedrīkstam uh, radīt tādu iespaidu, ka nodokļi pieaug kopumā, un, ja domājam par ekonomisko krīzi, tas būtu visai sarežģīti. Ja runājam par digitālo nodokli, protams, ir uh, daudz labāk, ja ir iespējams ieviest tādu starptautisku nodokli. Uh, es domāju, ir tikai pamatoti e, nogaidīt, e, ko, pie kāda secinājuma noti, nonāks SAO un tad arī spriest tālāk. Ja um, nebūs cerību atrast nevienu risinājumu, tad eh, visiem vajadzēs salikt galvas kopā un to meklēt eh, kopīgiem eh, spēkiem. Nevar pieļaut to, ka šie milzīgie uzņēmumi gūst tādu peļņu un samaksā ļoti niecīgas summas nodokļos. Ja runājam par starptautisko tirgu, mēs jau esam labu pieredzi guvuši. Mums noteikti ir arī jāturpina strādāt pie šo nodokļu paradīžu ierobežošanas un vēl e, ir darba pilns rokas runājot arī par digitālo nodokli. Ja runājam par eiro krīzi un finanšu krīzi, protams, mums ir jāatrod atbildes uz to visu un pandēmija ir vēl papildus izaicinājums katrai dalību valstī. Uh, ir jāmēģina izdzīvot šajā startautiskajā konkurencē. Un ja mēs mēģinām uh, rīkoties katrs individuāli, tad mēs nevaram šai straumē stāties pretim. Tādēļ ir ļoti labi, ka dalība valstīs bija reformas un uh, tika izrādīta solidaritāte, uh, piemēram, veidojot uh, šo atbalsta mehānismu. Šī krīze nav saistīta, piemēram, ar dalību valstu parādiem vai kaut kā saistīta vispār ar dalību valstu izturēšanos. Tas ir vīrus, kas ieradies no ārpuses, un mums ir nepieciešami pilnīgi jauni instrumenti un uh, jaunas atbildes, lai pret to cīnītos. Tādēļ es atbalstu šo atjaunošanas fondu. Paldies, un tagad uzstāsies Daniels Kaspāri uz vienu minūti. Siegiet! Cienītam, kanclers kundze, es iestājos par to, ka ņemot vērā e, ekonomisko situāciju un tās pasliktināšanos neturpināt strādāt kā līdz šim. Darba ņēmēji, e, kas saskārušies ar bezdarbu, e, ir pelnījuši cerības. Mēs nedrīkstam ar aizņemtiem naudas līdzekļiem turpināt līdzinējo darbību ir nepieciešams mazāk izmantot aizliegumus, bet eh, gudrāk izmantot eh, līdzekļus investīcijām. Domājot par līdzekļu tērēšanu, jādomā arī par līdzekļu atmaksāšanu atpakaļ. Kā veikt investīcijas pētījumos un kā izveidot eh, kopīgu robežu sardzi un citas svarīgas lietas. Mums jārunā ne tikai par naudas, bet arī par kopīga ekonomikas savienība, stiprinot inovāciju, klimata pārmaiņu, apkarošanu un visus citus temats, kuros mums ir nepieciešama spēcīga Eiropa. Ja tas ir jūsu darba kārtībā, tad novēlu jums veiksmi tajā. Paldies! Gaierkungs tālāk. Paldies priekšsēdētāji! Kanclers kundze! komisijas priekšsarētājas kundze, godāti deputāti. Eiropas sabiedrības atvesļošanās un Eiropas ekonomikas atvesļošana ir Eiropas Savienības kopīgs projekts. Vai nu tas izdosies visā Eiropā, vai neizdosies vispār. Kanclers kundze tieši par to jau runāja atvesaļošana un noturības veidošana ar ES budžetu ir solis nākotnes virzienā. Bet tas ir jādara kopīgi, Eiropas Savienības padomei un parlamentam. Ar mazāku demokrātijas apmēru mēs neko nepienāksim. Mums ir pieredze, kur abas iestādes kopīgi lem, un tas ir bijis sekmīgi, līdzīgi kā tas bija ar globalizācijas fondu. Ir jādomā par to, kā tiek īstenot līdzekļi eh, no šiem fondiem, un ir nepieciešama caurskatāmība un parlamenta kontrola pār to. Tāpēc aicinu kanclers kundzi uh, iestāties par to, lai parlaments var pilnībā izmantot savas līdzlemšanas tiesības. Paldies! Paldies! Tālāk, kas manī kungs. Uh, uh, uh, Paldies, priekšsēdētāji! Vēlos sveikt kancleru Merkels kundzi Eiropas parlamentā kur mums ir arī ļoti daudz ko sagaidām no Vācijas prezidentūras ir svarīgi uzsvērt, cik svarīgi ir panākt vienošanos par atvesaļošanās eh, paketi un daudzgadu budžetu. Tomēr eh, nepietiek ar atvesaļošanu vien, šai atvesaļošanai jābūt pārdomātai, viedai. Mums ir jāuzrāda ambīcijas iznākt no šīs krīzes spēcīgākajiem. Ir laiks stiprināt ekonomiku noturīgā, digitālā, viedā veidā, bet jāstiprina arī mūsu demokrātija Mums ir jāstiprina nosacījumi saistībā ar tiesiskumu, un es ceru, ka kanclers kundze var man piekrist. Ja tā būs, tad es labprāt dzirdētu, kā Vācijas prezidentūra plāno sasniegt šos mērķus. Protams, ka izaicinājumi ir vēl. Ir nepieciešams progress migrācijas paktam, jāizvairās no smagā scenārija Brexit gadījumā un jāstiprina Eiropas Savienības loma pasaulē. Ja ir vēlme pasniegt roku, tad ir jāstrādā kopā pie šiem jautājumiem. Merkels kundze, skatīšos jums acīs un uzdošu jautājumu, vai jūs kopā ar mums atvesļosiet Eiropu? Paldies! Annemans kungs! Dāmas un kungi, Pretēji tam, ko mēs būtu varējuši sagaidīt pēc Brexit, Eiropas Savienība nav galīgi kļūs atturīgāka. Tieši pretēji Eiropas Savienība grib piesavināties uh, kompetences vēl vairākās jomās, vispār neklausoties uh, pilsoņu uh, vēlmēs. Merkels kundze, jūs droši vien domājāt, ka šī prezidentūra varētu būt tāds jauks pagrieziens jūsu karjerā, bet es jums gribētu teikt, ka ļoti daudz pilsoņi ir uh, kritiski noskaņoti pret šo federālo Eiropas Savienības evolūciju, un viņi ir vēl vairāk noraizējušies par to, ka vācieši tagad pievienosies šim federālistiskajam koncertam ar savām balsīm valstīm, un Eiropas Savienība iegrūdīs vēl dziļāk eh, nu, šajā eh, parādu purvā. Mums patiešām vajadzētu labāk ieklausīties pilsoņos, eh, pievērst uzmanību viņu teiktajam un uh, neturpināt visu tikai kā ierasts. Paldies tālāk, Delbos Korfields kundze. Euh, Paldies, priekšsēdētāji. Mēs varam uh, būt uh, pārliecināti eiropieši, federālisti, uh, bet neskatoties uz to visu, mēs piedzīvojam lielākos izaicinājumus uz šīs planētas šajā gadsimtā. 2020. gadā mēs piedzīvojām Brexit un ir arī divas dalību valstis, kas piedzīvo tādu autoparalīzi, ieviešot diskriminējošu režīmu, kontrolējot pilnīgi visu, uh, neievērojot pilnvaru nodalījumu uh, un pat kontrolējot tieslietu sistēmu un tiesnešus, bet mēs tik daudz runājam par brīvību un pamatiesībām Eiropas Savienībā, ka nepietiek šīm valstīm norādīt uz kļūdām tikai ar ziņojumiem un aizrādījumiem. Jā, uh, Merkels kundze, jūs esat arī piedzīvojusi uh, savas dzīves laikā daudz ko arī šajā Vācijā, tādēļ es lūgtu, lai Vācijas prezidentūra būtu ļoti drosmīga, pat vēl drosmīgāk nekā Somijas prezidentūra runājot par tiesisku lieliskumu. Un jādomā arī par iespējamām ekonomiskām un diplomātiskām sankcijām, ja netiek ievērotas šīs tiesības. Paldies, Kūžmieka kungs! John, pani kanclerz, pani przewodnicząca. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, Merkels kundze! Jūsu valsts nav tikai galvenais maksātājs attiecībā uz budžetu, bet arī viens no lielākajiem atbalsta saņēmējiem vienotai tirgū. Pēc aplēsēm tie varētu būt 200 miljārdi eiro gadā, tad tas septiņreiz vairāk nekā jūs iemaksājat budžetā. Tā kā es domāju, ka solidaritāte šeit ir kaut kas tāds, ko mums vajadzētu sagaidīt. Tāpat arī viens miljārds, ko jūs piešķīrāt eh, kā valsts atbalstu, ir jāatceras. Vācijas ekonomika ir lielā mērā uh, koncentrēta uz eksportu. Un tāpēc ir svarīgi sākt uh, panākt progresu attiecībā uz daudzgadu budžetu. Pēdējais komentārs kopējā lauksaimniecības politika. Mūsu lauksaimnieki nodrošināja pārtiku uz mūsu galda koronavīrusa laikā. Tāpēc ir ļoti svarīgi stiprināt viņus. Stiprināt KLP, uz nākamajiem septiņiem gadiem, it īpaši laikos, kad lauksaimniekiem ir jātiek iekļautiem jaunajā zaļajā kursā. Paldies tālāk Roza Damato. Paldies priekšsēdētāji Merkels kundze. Man ir tikai viena minūte, lai uzrunātu jūs, sievieti, kur, kur daudz iedzīvotāji uzskata par Eiropas līderi. Jūs kopā ar savu bijušo ministriju Fonderlajens kundzi, kas tagad vada Eiropas komisiju, jums ir iespēja labot pieļautās kļūdas. Covid eh, ļauj mums tagad veikt korekcijas. Mums ir iespējams šobrīd piešķirt resursus, kas nebūtu jāatmaksā jau tagad līdz gada beigām. Ko Eiropa var darīt? Šī Eiropa nevar aktivizēt ESM. Itālijas veselības aprūpas sistēma ir gandrīz sagrauta šīs pandēmijas rezultātā. Ir nepieciešams pārskatīt stabilitātes paktu. Mēs mācījāmies no grieķiem, mēs neizpārdosim savu valsti privatizācijai un liberalizācijai. Mēs nevaram ļaut eh, Vācijas, Francijas, eh, Holandas vai pat Ķīnas milzīgajiem uzņēmumiem pārņemt eh, publiskos aktīvus valsts uzņēmumus. Mēs nevaram upurēt visu, lai tikai panāktu līdzsvaru valsts līdzekļos. Eiropā ir jādarbojas visu cilvēku labā. Mums ir jāapkaro nodokļu paradīzes un ir nepieciešama konsolidētā nodokļu bāze un vienlīdzība, eh, dzimuma vienlīdzība pietiek aizstāvēt eh, lobiju intereses un fosīlos kurināmos. Jāskatās arī uz zaļo ūdeņradi kā nākotnes resursu. Paldies tā, Gjorī kungs. Kundze. Kanclers kundze. Atvesļot Eiropas Savienību uh, ir Vācijas eh, mērķis, un neviena cita valsts nav labāk tam piemērota. Jūsu moto bija kopā Eiropas atvesļošanai. Līdzīgs eh, moto bija arī uh, savulaik Ungārijai. Mums ir jāstrādā kopā, lai veicinātu konkurētspēju. Bez kohēzijas un saliedētības mēs uh, nepanāksim uzlabojumus ne Eiropā, ne globāli. Panāksim labu budžetu, ar labu koheizijas politikas daļu, kas sev ir pierādījusi jau pagātnē. Jūs labi izprotat um, Austrumēropas valsts specifisko situāciju, tāpēc mēs paļaujamies uz jums. Atstāsim aiz muguras tās lietas, kas mūs šķir, šos uh, psiholoģiskās spēlītas un krīzes um, vēršanos pret atsevišķām dalību valstīm, vajadzētu atturēties no aizspriedumiem vienādi nosacījumi ir jāizvirza visām valstīm. Mēs paļaujamies uz jūsu eh, pārdomāto pieeju, vienojoties ar apvienoto karalisti. Un viņi gal galā ir mūsu partneri. Bonafei kundze. Paldies priekšsēdētāji! Vācijas prezidentūra aizsākas vienā no tumšākajiem laikiem, kas Eiropā ir pieredzēti pēc koronavīrusa pēc smagām sekām, ko, ko tās ir atstājis gan ekonomiski, gan sociāli. Mums ir jārēģē uz izaicinājumu. Jūsu prezidentūra sākas pirms pāris dienas, tikai pirms eh, svarīgas samita par daudzgadu budžetu un citiem jautājumiem. Mēs nedrīkstam atkāpties no sava plāna. Ja vēlamies izveidot Eiropu, par kuru jūs runājāt, uh, solidāru Eiropu. Tā ir tāpat Eiropa, kurai ticu arī es, tad mums ir jānodrošina, ka Vācijas prezidentūras prioritātes arī tiktu īstenotas. Parlaments eh, jau vairāk kārt ir paudis plašu atbalstu pēdējos mēnešos. Padome ir viena lieta, bet Eiropas parlaments ir vienīgā tieši ievēlētā Eiropas Savienības institūcija Mēs neatkāpsimies no ambīcijām, ko izvirzījām attiecībā uz atvesļošanas plānu. To sagaida no mums mūsu iedzīvotāji. Mums ir sākuma punkts, bet nav zināms finiša punkts. Ilgāk gaidīt mēs vairs nevaram. Vakardienas aplēses parāda, ka, ja gaidīsim vēl pāris mēnešus, tas mums maksās vēl 2% IKP Tāpēc kanclers kundze novēlu jums veiksmi darbā. Mēs daudz ko sagaidām no jums. Priekšsarētājs atgādinu pieturēties pie atvēlētā uzstāšanās laika. Bērs kundze. Kanclers kundze. Eiropai vajag drosmi tempu un apņēmību. Ar naudu var panākt daudz, bet ne visu. Nekļūdīsimies ticot, ka ar naudu iekavētām reformām un e, deficītiem budžetā izdosies panākt pārmaiņas. Tad mums nākamā skar, krīze skars vēl smagāk. Padarīsim Eiropu spēcīgāku, gan uz iekšpusi vērstu, ar modernizētu budžetu, uh, par labu inovācijai un cilvēkiem ar ti tiesiskuma mehānismiem. Padarīsim par demokrātiskāku mūsu savienību ar jaunu patvērumu migrācijas politiku bez Dublinas principa, bet ar kopīgu talantu bāzi humanitārākai Eiropai un arī spēcīgāku vērstu uz ārpusi, ar spēcīgāku vienotu balsi pasaulē ar efektīvākām institūcijām. Tiešām spēcīgu ģeopolitisku savienību, kas eh, nevar būt eh, ieslīgusi strīdos vai parādos. Tādai ir jābūt mūsu savienībai. Paldies, Medison kungs! Saksamaa eesistumisest ja te rõhutasite korduvalt. Eh, Paldies, Merkels kundze. Ļoti rūpīgi klausījos jūsu runu. Jūs uzsvērāt vienotību un solidaritāti. Kā mēs to varam izprast? Vācija bieži vien ir norādījusi, ka solidaritāte ir selektīva. Jūs vēlaties eh, labu cenu par gāzi, Jūs ignorējat partneru intereses enerģētikas jomā Eiropas Savienībā. Kā jūs varat runāt par solidaritāti, ja šodien daudzi Eiropas lauksaimnieki saņem tikai divas trešdaļas no atbalsta tādēļ, ka Vācija ir pret šādu atbalstu? Tādējādi tiek zaudēta daļa no vienotā tirgus. Ko tad nozīmē solidaritāte jums? Ja Vācija kontrolē migrāciju uz robežām, un ja problēma kļūst pārāk liela, jūs vienkārši ieviešat kvotas. Es negribu šāda veida Eiropu. Paldies, Gīgold kungs tālāk. Priekšsarētē kungs, kanclers kundze Tas varbūt būs pārsteidzoši, bet vēlos jūs apsveikt. Apsveikt jūs ar to, ka ar Vācijas, Francijas kopīgo priekšlikumu atvesļošanas fondam lauzāt trīs tabū, kas pastāvēja līdzinējā Vācijas politikā Eiropā. Pirmkārt, solidaritātes piemaksas un attiecīgas investīcijas, nevis mūžīgās sarunas par transferu savienību. Otrakārt, jautājums par kopīgo uh, Eh, pa, par parādu kopīgošanu, kas tiek izmantota, lai finansētu attīstību, nevis mūžīgi runāt par eiro obligācijām. Un visbeidzot, trešais eh, - atbalsts Eiropas eh, līmeņa nodokliem. Tas ir 180 grādu pagrieziens attiecībā uz politiku eiro krīzes laikā, bet jūs droši vien jau nojaušat, ka tulīt būs arī bet. Es runāju par to, ka tie nevar būt tikai tukši vārdi. Līdz šim tika runāts, ka atvesošanas fonds ir vienreizējs. Jā, krīze ir jāpārvar vienu reizi, bet solidaritātes pamats investīcijām e, ir e, jākļūst par ilgtermiņa principu. Ja mēs kaut reizi rīkosimies solidāri kopīgi, tad jūsu 180 grādu pagrieziens e, var kļūt par pirueti nākotnē Un ir svarīgi, lai mēs neturpinātu plēsties plašumā Covid izraisītai krīzei. Un no jūsu prezidentūras eh, būs redzams, vai jūs esat tikai krīzes menedžere jeb Eiropas arhitekte. Par atvesļošanas fondu vēlreiz ja tas kļūs par ietekmīgu fondu ekonomikā, tad eh, Eiropas Savienība var kļūt par solidāru investīciju savienību, bet tur ir nepieciešama pilna skaidrība un jūsu pilnvērtīga iesaistīšanās. Lai jums veicas, paldies! Paldies, Goiking kungs, tālāk! No šīs eh, prezidentūras daudz kas tiek sagaidīts, par to nav šaubu, to parādīja arī debats šodien. Covid-19 tam gan met savu ēnu virsū. Sekas no Covid-19 ir kaut kas tāds, kas mums ir jāapkaro kopīgi. Mēs savulaik e, ierosinājām arī obligācijas kā vienu no līdzekļiem tas ļautu arī Eiropai kopīgi iet uz priekšu. Sociāla politika gan Vācijas prezidentūras programmā ir atvēlēta sekundāra loma, un tāpēc es vēlos norādīt, ka mums beidzot bērnu garantija beidzot kā jautājums ir jārisina, un ir nepieciešama tāda arī nauda bērniem, ģimenēm, lai izceltu no nabadzības miljoniem bērnu, lai mūsu sabiedrība beidzot būtu tāda, kas balstās uz spēcīgām, stiprām ģimenēm un tas var veidot spēcīgu Eiropu. Un tur mēs tiešām eh, sagaidām Vācijas prezidentūras darbu un paļaujamies uz to, ka nebūs vairāk tukšu vārdu, bet tiešām faktiska rīcība, lai bērnus izceltu no nabadzības. Paldies! Nākamais runātājs deputāts Puģa Davons, pusotra minūte, lūdzu. Kanclers Skundze jauniešu problēmas nav saistīts tikai ar ekonomikas apstākļiem. Pilnīgi noteikti jūs sastopaties ar krīzi, kas būs ļoti sarežģīta, un mums jāspēj novēr, novērst visu veidu nevienlīdzību un nabadzību, kas faktiski veidos daļu no tālāk kon, sociā, sociāla konflikta. Eiropas Savienībai ir jārisina šāda veida konflikti. Jauniešu problēmas ir arī saistīts ar demokrātiju nespēja izkļūt no ekonomikas krīze, lai mm, tā vietā nonāk tikai tālāka pilsoniska krīze, tā mēs Eiropu neizglābsim. Mums ir vajadzīga ekonomikas atjaunotnes aģentūras sasaistīšana ar demokrātisku konsolidāciju. Piemēram, Spānijā nedrīkst apsaulē, ap, apstrīdēt tiesiskumu un pašnoteikšanās tiesības. Nedrīkst arbit, tā patvaļīgi uh, mest cietumos politiskus disidentus, māksliniekus un žurnālistus. Tas ir amorāli, tas ir nelegāli, un Eiropa nedrīkst uz to vairs pievērst acis. Pievērt acis. Paldies! Nākamais runātājs - Dolora Monserrata. Paldies priekšādētāji! Spānijā smagi izjūtam tās sāpes, ar ko sastapušies daudzi pilsoņi, un arī šīs būtiskā ekonomikas un finanšu krīze, kas tiek piedzīvota vīrusa rezultātā. Šī krīze pierāda, ka mums nepieciešams spēcināt Spāniju, spēcināt Eiropu, mums ir vajadzīgi pamatīgi līderi šeit Eiropā. Fonda Lajens kundze, Vācijas prezidentūra ar Merkeles kundzi tiešām šobrīd eh, ir tie, uz kuriem tiek liktas milzīgas cerības Jūs, jums jāatbalsta šis atgūšanās plāns. Mēs atzinīgi vērtējam mm, šo nākamo prezidentūru un ceram, ka to, šo atgūšanās plānu un budžetu varēs pieņemt padomē pavisam drīz tā, lai mēs varētu iedvest jaunu elpu tautsēmniecībā, uzlabot rūpniecības situāciju un ekonomiku kopumā. Mums ir jāspēj parādīt Eiropas solidaritāti, un tam līdzi jānāk arī nacionālām ambiciozām reformām, lai pārliecinātos, ka gan Spānija, gan Eiropa kopumā ir spēcīgākas, riskiem pretodiet spējīgākas, ar digitālu, novato, novatorisku ekonomiku, bez jebkādiem ierobežojumiem brīvībai un vienlīdzījai, jo citādi nacionālisms un populisms to visu sagraus. Turpmākie seši mēneši būs izšķirīgi nozīmīgi šai ziņā, un Tautas partija būs ar jums kopā ik soli. Nākamais runātājs Ismails Ertuks uz vienu minūti. Priekšādātāja, paldies, godātā komisijas priekšādātāja, eh, kanclers kundze, priecājamies jūs šeit redzēt, šeit Eiropas demokrātijas mājā. Jūsu programmā tika daudz runāts par digitalizāciju un klimatu pārmaiņu novēršanu. Un, protams, skaidrs, ka bez tehnoloģijām zaļā kursa nevar, bu, nav ies, zaļo kursu nav iespējams īstēt. Ir vajadzīga arī šīs vienlīdzīgās iespējas Vācu, Francijas uh, iniciatīva, piemēram. Uh, faktiski nu, var novest pie tādām oligopoli po, oligopoliskām tendencēm. Mēs, protams, vēlamies būt vadošie tehnoloģiju jomā, it īpaši, ja runājam par ūdeņradi un, piemēram, šīm ilgspējīgajām baterijām. Ūdeņraža stratēģija, ko, kas tika jau prezentēta Ehm, prasīs 10 miljārdus eiro investīciju. Turpmāk to mums prezentēja Fonda Lajens kundze, un paldies viņai par to. Bet tas ir ārkārtīgi svarīgi. Priecājos, ka šeit ir arī Māro Šefkovičs, kas runā tālāk par rūpniecības attīstību. Un šeit tiešām mums ir jāizmanto tās milzīgās iespējas, šie um, 50 miljārdi eiro, kas ļautu izstrādāt šo bateriju akumulātoru tirgu šeit Eiropā, tādējādi radot arī jaunas darba vietas. Eiropas eh, rūpniecība 100 miljārdus eiro jau ir paziņojis par tālākām in investīcijām. Kanclers Kunze. Cerams, ka Vācijas prezidentūra tiešām mm, izmanto šo iespēju atbalstīt šāda veida attīstību. Mm, un nu, šodien, pirms desmit gadiem, eh, Eiropa kļuva par vinnētāju Eiropas futbola čempionātā. Es ceru, ka tā tāda laba zīme šajā gadījumā. Nākamā runātāja Ulrika Millere. Vēlos jūs nodrošināt atbalstu arī lauksaimniecībā. Covid krīzes laikā tieši lauksaimnieki parādīja, ka viņi var nodrošināt drošu, labi, atti, labu kvalitatīvu pārtiks produktu nodrošināšanu par labu sabiedrībai. Un mēs esam parādā viņiem par šo rīcību. Lielu un mazu uzņēmumu, saimnie, ģimenes saimniecības un dažāda veida organizēti kooperatīvi galu galā strādā kopīgiem spēkām ekoloģiskā un arī parastās lauksaimniecības ietvaros, šīs lauksaimniecības politikas ietvaros. Un mums šobrīd ir nepieciešams ieviest jaunu KLP modeli, kas ļautu patiešām pārskatām raudzīties uz visu procesu, tā lai nebūtu tikai ievērot noteikumi, bet lai tiešām būtu arī taisnīgums šai gadījumā par, piemēram, rīcību vidas aizsardzības, klimata pārmaiņu apkarošanas un dzīvnieku labturības nodrošināšanas jomā. Kanclers kundze, arī jums ir ir vajadzīgi, jums esam vajadzīgi, mēs arī mēs lūdzu iestājieties par spēcīgu KLP, par atbilstīgu budžetu lauksaimniecības vajadzībām, tā lai tiktu aizsargāts lauksaimnieku tiesības. Ar spēcīgu un ilgspējīgu lauksaimniecības politiku mēs varēsim pārvarēt turpmākās krīzes. Lielas paldies jums! Paldies! Nākamais runātājs deputāts Kofots uz vienu minūti. Kanclers kundze, paldies! Paldies, ka prezentējāt Vācijas prezidentūras prioritātes. Jāsaka, manī tās radīja bažas, ir tīpaši tās, kas bija tik saistītas ar ārvalstīm. Eh, Merkels kundze. Jūs pirms kāda laika teicāt, mēs to panāksim, eh, toreiz, kad bija runa par eh, imigrācijas vilni, bet kopš tā laika jāsaka, ir pierādījies, ka viss ir pilnīgi atžgārni. Jūsu migrācijas politika nebūtu nebūs nekāds risinājums, gluži otrā tā ir daļa no pašas problēmas. Nedomāju, ka mums vajadzētu šeit sadalīt migrantus pa visām Eiropas valstīm. Nē, mums vajadzētu ierobežot migrantu ieplošanu Eiropā. Eiropai nevajadzētu kļūt par tādu vietu, kur pulcējas visi šie musulmaņi, islāmisti, un eh, kas, kas to vien vēlas, eh, kā ierobežot arī mūsu brīvību šeit, mūsu sabiedrībā. Kanclere Merklere, jūsu migrācijas politika ir novedusi pie milzīgiem postījumiem visā Eiropas kontinentā. Es darīšu, es darīšu visu, kas iespējams, lai ierobežotu tos kaitējumus, ko esat nodarījusi jūs un jūsu politika. Lielas paldies! Tālāk uz vienu minūti nākamais runātājs deputāts Krasnodebskis. Priekšādātāji, paldies! Lielas paldies, priekšādātāji! Merkels skundze, Fonderlajenas skundze, Domāju, ka šīs pandēmijas krīzes eh, rezultāts varētu būt vēl tālāka pasliktināšanās starp attiecībām starp dalību valstīm. Spēcīgākie kļūst spēcīgāki, vājie kļūst vājāki un būs arvien lielāka šķelšanās. Ja ar jaunajiem līdzekļiem jāpārliecinās, lai šādus plaisu nebūtu, bet ja paraugāmies uz zaļo kursu šīs recesijas laikā, tad, un atceramies, ka recesija ir vienkārši neierobežot, tad rodas zināmi riski, nenoliedzama patiesība ir tā, ka ekonomisku iemeslu vai ģeopolitisku iemeslu pēc mēs nevarēsim izpildīt zināmus mērķus šī kursa ietvaros, ja, ja vien nevēlēsimies apdraudēt pašu savu rūpniecību. Šis GTF jeb nākamās paudzes Eiropas fonds var palīdzēt tik pār zināmām problēmām, bet ar to nepietiks. Pār no Vācijas prezidentūras gaidām realistisku izvērtējumu attiecībā uz vidas aizsardzības mērķiem un jaunu stratēģiju to sasniegšanā. Lielas paldies! Tālāk uz vienu minūti Andrzejs Halicki, kanclers kundze. šis ir laiks, kad mūsu priekšā ir vien jauna problēma jautājumi. Mēs runājam par ekonomiku, par atgošanās plānu, par tiem miljardiem, kam vajadzētu mums palīdzēt. Uh, Te tiek eh, runāts pat par mm, to, ka to varētu saukt par otru maršalu plānu Eiropai, bet vienlaikus mums jārunā arī par demokrātiju. Arī šai ziņā mums ir vajadzīgs maršala plāns. Mums ir jāaizstāv tās vērtības, kas gal galā pārstāv atspoguļo tos pašus šīs kopējā projekta pamatus. Solidaritāte šeit gal galā ir atslēgvārds. Solidaritāte ir drošības garants. Katrs bērns polijā zina, ka, ko nozīmē solidaritāte, respektīvi, tas, un zina arī to, ka nav iespējama brīvība bez solidaritātes. Un tas nozīmē, ka viens iestājas par visiem un visi par vienu. Tas ir mūsu kopējās interesēs, un tas attiecas arī uz tiem, kas varbūt pilnībā mums nav vien, vien, vienprāt, viensprāts ar mums, bet mums jāstrādā pie solidaritātes. Nākamais runātājs Eriks Andrijos vienu minūti. Kanclers kundze, Vācijas prezidentūrai būs uz tās pleciem milzīga atbildība Eiropai vairāk nekā jebkad agrāk. Ir jāspēj iestāties, iestāties par valstīm, par pilsoņiem, un tai jābūt liederīgai šobrīd. Ir liederīgai šobrīd, bet arī nākotnē, un šī iemesla dēļ jums vajadzētu panākt pirmos zaļā kursa mērķu, posmu mērķu sasniegšanu. Uh, jāveido tāda sabiedrības eh, politika, kas spēj vērsties pret šo vidas eh, traģisko situāciju. Protams, arī budžeta ziņā jums daudz kas jādara. Uz jūsu pleciem gulstas pienākumi. Eiropā ir vajadzīgi pašu resursi, lai varētu finansot šo atjaunošanās plānu, lai var, tāpēc ir vajadzīgs arī šis daudzgadu finanšu plāns. Jā, ir nepieciešams tran finanšu transakciju nodoklis nodoklis, piemēram, šiem daudzajiem multinacionālajiem koncerniem, kas neko šobrīd nemaksā nodokļos. Te mēs runājam burtiski par tādiem multimiljonāriem un miljardāriem, kur tāpat laikā netiek nekādā veidā aplikt ar nodokļiem, jo joprojām pastāv nodokļu paradīze. Mums ir vajadzīgs, un jums ir sabiedrības atbalsts taisnīgai nodokļu politikai, un, protams, ir jācīnās arī pret nodokļu nemaksāšanu. Uh, kanclers kundze, ta, mēs būsim kopā ar jums, ja jūs iesiet uz šādu mērķu sasniegšanu. Paldies! Tālāk uz vienu minūti Luis Garikāno. Mēs paldies priekšādētāji. Fonderlajens kundze, Merkels kundze, paldies, ka esat šeit! Es saprotu, Merkels kundze, ka vienošanās panākšana par visaptverošu atgūšanās plānu samita laikā e, būs milzīgs panākums un nesīs atvieglojumu, un tā ir taisnība. Jūs būsiet panākuši tādu fiskālu integrāciju, par ko mums kādreiz pat nesapņojām um, to ieraudzīt šeit, šīs dzīves laikā. Bet jāsaka, Merkels kundze, ar šādu veidu sasniegumu tomēr vēl nepietiks. Kā jūs to vienmēr esat teikusi, mums ir vajadzīgs arī atmaksas plāns. Bez plāna, kā mēs šo parādu atmaksāsim, mēs faktiski tikai par septiņiem gadiem pārcelsim uz tālāku laiku tās problēmas, kas jau šobrīd ir mūsu priekšā. 505 deputāti no šī parlamenta ir likuši priekšā risinājumu, respektīvi jūs panāktajā paktā ir jāiekļauj pašu resursu pakotne, kas ļaus nodrošināt Eiropas Savienības finansiālo nākotni. Tādu sistēmu, kas būtu arī politiski ilgspējīga, jo Šeit mēs eh, ļa, liktu lielajiem, eh, nodok, nodo, lielajiem eh, koncerniem maksāt nodokļus, ko tie ir parādā. Kanclers kundze strādājiet pie tā. Padariet to par savus prezidentūras mērķi, tā lai mēs šeit Eiropā nonāktu pie pašu resursu sistēmu, kas padarītu šīs finanses solīdas un pamatīgas un tādējādi nodrošināt arī tālāku attīstību un labklājību. Paldies! Nākamā runātāja Māra Bidzilto uz vienu minūti. Kanclers kundze, priecājamies jūs šeit redzēt. Jūs tiekat redzēta kā Eiropas Savienības līdere. Bet jūs šeit, Eiropu, šobrīd ceļat tikai Vācijas interesēs. Jūs vēlaties taupību Eiropā, jūs, jūs vēlaties šobrīd noteikti nākt tālāk arī EMS noteikumus un pakļaut visu Briseles kontrolē. Kanclere Merkle, kurš jums ir devis tādas pilnvaras šādi rīkoties, kas ļauj mums mūsu iedzīvotājiem Itāļiem atņemt visu veidu solidaritātu un atbalstu? Mēs Itālijā nevēlamies, lai mūsu valdītu kāds no Briseles vai no Berlīnas, nē. Itālija pēdējo 20 gadu laikā budžetā ir ieguldījusi kā dāvanu daudzus miljonus, miljardus. Mēs vēlamies šo naudu atpakaļ, lai palīdzētu saviem iedzīvotājiem un saviem uzņēmumiem, kas cīnās ar krīzes radītajām sakām. Es, protams, vēlu jums veiksmi darbā, Merkels kundze, bet atcerieties, ka Itālijā par suverenitātu un par visu lemj Itāļu un nevis vācieši. Mūsu suverenitātu, mūsu pašcieņa nav uz pārdošanu ne šodien, ne jebkad citad. Nākamais runātājs Dergs Epings. Mums ir vajadzīgs atgūšanās plāns. Jūs to esat nokoši par, par eh, svarīgu mm, daļu savā plānā. Jūs tikai sakat, mēs to panāksim, mums tas izdosies. Man radies ies, m, iespējas, ka jūs esat faktiski atteikušies no otra m, e, sava uzdevuma, un tās valsts, kas vēlas ietaupīt, šobrīd ir palikušas viens. Nu, mans jautājums tad ir par šiem līdzekļiem ir tāds, kā tie tiks izmantot. Nav taču nekādi konkrēti plāni, tikai tiek mētāts apkārt summas kā tāds um, simbolisks jautājums ko pārstāvi tiek teica, ka, piemēram, Itālijai vajadzīgi nevis līdzekļi, bet gan reformas. Nu, piemēram, Spānijā savukārt vajadzētu kaut kādus pamatienākumu līmeni notikt, un Nīderlandē un Vācijā tikmēr nabadzības eh, apjoms palielinās. Jūs, jūs šķiet vēlaties šādu transferu um, Eiropu. Viss šis parādu apjoms novedīs tikai pie hausa. Ir, protams, jādomā par morāli un par atbildību, bet ja mēs š, nedrīkstam pazaudēt realitāti no acīm un nedrīkstam šo situāciju tikai vēl tālāk pasliktināt. Nākamais runātājs Paulo Ranhels uz vienu minūti. Lielas paldies, priekšsādātāji. Kanclers kundze. Es runāju kā Eiropietis, pārstāvu Eiropu un pa, esmu Portugāles pilsonis, esmu daļa no tautas partijas, Es atnos, nu, esmu daļa no parlamenta, no, no savas partijas, un es atbal, paužu atbalstu tai stratēģijai, ko jūs šodien paudāt. Man ir divi pavisam konkrēti jautājumi jums. Jūs mm, esat da, daudz runājāt par taisiskumu, tiesiskumu dalību valstīs, bet, lai tas viss varētu tā norisināties, mums ir vajadzīgs šis atgūšanās fonds tajā tiks mobilizēti ļoti daudz līdzekļu. Un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai tieši Eiropas parlaments tiek iesaistīts visā procesā, kas saistīts ar šī līdz, fonda pārvaldīšanu. Kad runājam par konferenci par Eiropas nākotni, šeit vajadzētu nodrošināt maksimālu pilsoņu līdzdarbību. Un te nu man rodas jautājums, vai mums varbūt vajadzētu apsvērt arī iespēju uh, īstenot grozījumus līgumos, tai gadījumā, ja tas tiks uzskatīts, ja tiks konstatēts, ka tas ir nepieciešams tālāku pamatīgu pamatu veidošanai Eiropas Savienībai. Nākamais runātājs Katī Pirī. Kanclere Merkete, caur visām šīm daudzajām krīzēm jūs esat parādījis sevi kā pamatīgu Eiropas līderi, un tagad atkal uz jums tiek liktas lielas cerības. Un mums tiešām jānāk klajā ar reāliem eh, risinājumiem šai sociālo un ekonomisko grūtību laikā. Ekonomikas solidaritāte ir viena lieta, bet vienlaikus mums ir pamatīgi jāiestājas par eh, pamatvērtībām. Mana ģimene mm, iz, dzīvoja aiz dzels, dzels aiz priekškara, un es tāpēc piekrītu jūs domāju par šo kopējo solidāro Eiropu. Arī jūs, tāpat kā es, piedzīvojāt dzīvi zem diktatūras. Un tāpēc Merkels kundze esiet drosmīgi aizsargājot tiesiskumu. Paceliet balsi tajā brīdī, kad tādi kā Viktors Orbans apdraud pašus brīvās sabiedrības pamats, uz ko Eiropas projekts celts. Un rīkojieties izšķirīgi nākamnedēļ Eiropa padomē pieņemiet striktu nostāju par tiesiskuma nosacījumiem attiecībā uz nākamo septiņu gadu budžetu. Ja tas nenotiks, ja jūs neiestāsieties par šīm Eiropām Nu, tad nu, jāsaka, ka Eiropas Savienība to nevar atļauties. Paldies! Lielas paldies! Nākamā runātāja Dita Karanzova. Paldies, kanclers Kunze! Katru reizi, kad sastopamies ar globāliem problēmu jautājumiem, vai tas saistās ar Putinu vai Erdoganu, jūs vienmēr esat bijusi tā, kas uzņemas līderību un kas cenšas saliedēt Eiropu bet ko es visvairāk esmu sev paņēmusi no šīs jūsu līderības, ir tas, kā jūs spējat rast praktiskus risinājumus visā šais lietās. Jūs tiešām vārdus pārvēršat par darbiem. Un tagad šī jūsma prasme Eiropā ir vajadzīga vēl vairāk šeit, Briselē. Mums ir vajadzīga šī prasme arī attiecībā uz daudzgadu finanšu plānu, kas ir nepieciešams, lai atjauninātu ekonomiku. Jūs sakāt, lai esam tie vidutāji, un te nu gribu izteikt jums lūgumu, tad lūdzu spēlējiet tādu godīgu vidutāju lomu arī šeit, Briselē lai padomē. Lūkšu jūs strādāt ne tikai par labu Franko, Vā, Francijas, Vācijas risinājumiem, bet strādājiet par labu arī tiltam starp austrumiem un rietumiem, ziemeļiem un dienvidiem, sākot no Berlīnas un Paru, Parīzes līdz pat Prāgai. Kompromis, strādājiet pie kompromisa, kas mūs saliedēs. Es domāju, ka e, Vācija to varēs izdarīt un kļūt ne tikai par Vācijas balsi, bet par Eiropas vienprātības balsi. Tas ir vajadzīgs vairāk nekā jebkad iepriekš. Nākamā runātāja Katarīna Bārlai. Kanclers kundze, godātā, godātais ministrs, es priecājos jūs redzēt šeit parlamentā. Un jāsaka, nu, diena eh, uz jūsu prezentūru gūst tikpat lielas cerības, kā arī uz citām. Es domāju, ka jūs esat tāpat laikā labāk sagatavoti tai visai. Es domāju, ka jūs eh, varēsiet Eiropeiskā garā šo prezentūru īstenot. Jūs runājat par entuziasmu, kanclers kundze. Uh, Un, protams, ka man, mans, e, mana kaisma šai gadījumā sasaistās lielā mērā ar tiesiskumu nodrošināšanu. Tāpēc mans aicinājums šobrīd ir šāds. Mums ir nepieciešams tiesiskums, demokrātija, neatkarīga ties, tiesas iestādes, presa un tā tālāk šeit Eiropā. Mums ir vajadzīgs arī sankciju mehānisms, kas atbilstīgi darbotos, un tāpēc es lūgtu jums tomēr neļauties iebiedēties no tiem, kas vēlas izvairīties um, no, no tā visa. Mums ir vajadzīgs funkcionējošs sankciju mehānisms, jo te mēs nerunājam tikai par šo konkrēto vienu valdību, uh, bet te runājam arī par to, ka mums galu galā jāpalīdz, jāparāda arī pilsoņiem citās valstīs, ka mēs tiešām iestājamies par tiesiskumu un par demokrātiju. One minute, madam. Paldies, tagad čekundze uz minūti. Chancellor Merkel. Kancleres kundze. Tiesiskuma krīze Ungārijā ir sasniegusi patiešām kritisku pakāpi, un eh, pirms mēneša viens no mūsu opozīcijas partneriem partijas dalībniekiem tika pat aizturēts. Un indeks Ungāru avīze cīnās par um, izdzīvošanu, jo uh, valdība, Fidesz valdība, tai ir uh, liegusi jebkādu finansējumu. Korupcija un. Um, mantas konfiskācija opozīcijas locekļiem ir uh, guvusi par ikdienu. Jāsaka, ka Eiropa ir pārāk ilgi slinkojusi neko nedarīt. Jā, nu nevar teikt, ka jūs varat paveikt pilnīgi visu, bet lūdzu parūpēties par to, lai finansējums nonāk tur, kur tas patiešām ir nepieciešams tā vietā, lai finansētu autorikrātu autoritāru valdību. Tas ir konkrēts priekšlikums, vai šādu mehānismu jūs varētu atbalstīt, jo turpinot neko nedarīt, jūs arī veicat izvēli. Un tā ir izvēle, kas ir ļoti svarīga Eiropas. Um, Nākotnē un nozīmēs vēl vienu naglu e, Ungārijas demokrātijas zārkā. Paldies! Fritsons kundze tagad. priekšsēdētājs kundze, kancleres kundze. Patiešām ar prieku uzklausīju Vācijas prezidentūras ambiciozos nodomus. Mums ir eh, jābūt patiešām izlēmīgiem eh, un arī apņēmīgiem, pragmatiskiem, atbildības pilniem, lai varētu visas šīs atjaunošanas programmas labi īstenot bet ir jāsagatavojas arī jaunai ekonomikai, zaļajai ekonomikai, lai nebūtu uh, nevienlīdzības un uh, līdztiesiskuma trūkuma, lai varētu cīnīties pret bezdarbu. Jāsaka, ka uh, meitenes un sievietes krīzes skar daudz smagāk nekā vīriešus ir jāparūpējas, lai arī sievietes varētu piedalīties līdztiesīgi visu politisko lēmumu pieņemšanā, lai Eiropa kļūtu līdzsvarotāka un taisnīgāka. To mēs esam parādā mūsu bērniem un mazbērniem. Paldies, un tagad Valdmans kundze uz minūti. Dārgā kanclers kundze, neesmu pārliecināta, vai varam. Uh, joprojām to teikt mītū laikmetā, bet jūs esat tā sieviete, kam ir krampis, lai pieņemtu lēmumus. Jums bija pietiekami liela drosme eh, kaut ko darīt, jums bija morālais kompas migrācijas krīzes laikā, un jums ir jāsaprot, ka jūs rīkojāties arī tad, kad sabiedrības vairākums jūs neatbalstīja. Mēs patiešām eh, rēķināmies ar jums, un eh, jums ir patiešām. Uh, arī eh, lieli panākumi vienojoties par šo franču vācu rezolūciju. Un visu beidzot, es gribētu eh, jums lūgt sekojošo. Izveidojiet jaunu stratēģiju ar Ķīnu. Eh, Ķīna neievēro cilvēktiesības Hongkongā, par to ir jārunā. Mēs šeit tik daudz runājam par cilvēktiesībām un tiesiskumu, nu tad parunāsim arī par, ķī, ar, ar, ar to, par to ar Ķīnu. Uh, Mēs jūs noteikti atbalstīsim. Paldies! Thank you, Mr. Bullman, for... Paldies, Bulman kungs, uz minūtu lūdzu. Kancleres kundze, šīs debates parāda, cik daudz cerību tiek likts uz uh, Vācijas prezidentūru. Un, jā, jūs esat uzsākuši patiešām savu darbu cerīgi, un mēs ceram, ka mēs varēsim kopīgiem spēkiem kaut ko panākt. Sociāla demokrāti Vācijā alaži ir pieprasījuši solidaritāti un atjaunošanu. Mēs gan esam atkāpušies no daudziem principiem, esam pārkāpuši tabū, un tas ir labi, bet ir jāturpina strādāt, ir jābūt sociāli ekoloģiskajai atjaunošanas programmai, jo mums ir nepieciešama spēcīga Eiropa vārguļojošā pasaulē. Nu, paskatieties, kas notiek Ņujorkā statistika ir vienkārši šausminoša un koronavīrus ir nodarījis milzīgi kaitējumu visai pasaulē. Vai mēs varēsim kaut ko darīt arī, lai uzlabotu situāciju pasaulē? Lūk, tas ir ļoti būtisks jautājums. Ja runājam par tiesiskumu, parunājoties ar uh, skandināvu kolēģiem, jūs varēsiet dzirdēt, cik daudzi ir pret Orbana uh, varas ļaunprātīgu izmantošanu. Piešķiriet līdzekļus mēriem, uh, mazajiem mazajiem vidējiem uzņēmumiem. Viņi zinās, ko ar to darīt. Paldies! Madam. Kiljer kundze uz vienu minūti kancleres kundze. 15. martā parlaments ar lielu vairākumu pieņēma tādu grodu stabilu rezolūciju par uh, atjaunošanas plānu. 18. maijā jūs uh, iniciatīvu turpinājāt kompīgi ar Francijas uh, prezidentu Makronu, uh, arī Fonder Lajenas kundze to atbalsta. Mums ir patiešām jādomā, ko šo plānu īstenot pēc iespējas ātrāk. Kā jūs pēc desmit dienām padomē varēsiet bet garantēt tādu vienošanos, kas garantēs, lai pilsoņi un arī uzņēmumi varētu atgūties pēc iespējas ātrāk no krīzes. Vai jūs atbalstīsiet um, jaunu pašresursu ieviešanu, kā to piedāvā vairāki? Ja runājam par migrācijas krīzi, vai esat gatava kaut ko darīt? pieņemot jauno migrācijas un patvēruma pakotni. Dārgā kanclērs kundze, eh, runa tiek beigta vācu valodā. Paldies jums un eh, daudz panākumu prezidentūras laikā. Paldies, un tagad Ševčoviča kungs komisijas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! Dārgā Merkels kundze, godātie deputāti, es pašā sākumā gribēju pateikties par šīm dzīvīgajām debatēm, kur tik daudz tika runāts par Eiropu, un gribēju pateikties arī Merkels kundze par līdera dotību izrādīšanu, un uzskatu, ka jūsu Izlēmīgums virzot uz priekšu franču vācu priekšlikumu sniedz iespējas komisijai radīt tādu priekšlikumu, kam līdz šim nav bijis precedenta, domājot, kā vislabāk papildināt nākamo DFS šiem septiņiem gadiem ar Eiropas atjaunošanas instrumentu. Es tagad detaļās neiedziļināšos, jo Eh, nākamajās debatēs tam noteikti vēl tiks pievērsta uzmanība, kad ieradīsies Mišela kungs. Tādēļ runāšu mm, par citām eh, Vācijas prezidentūras prioritātēm. Merkels kundze, jūsu vārdi par solidaritāti un Eiropas vērtībām man bija īpaši nozīmīgi, pieminot arī pamatiesību nozīmīgumu. Uh, Jāsaka, ka tādās karstās debatēs padomē mēs šad tad to piemirstam un piemirstam, ka kohēzijas politika ir patiešām ilgtspējīgas investīcijas nākotnē un uh, visi uh, šie veiksmīgie projekti, kas tiek īstenoti dalību valstīs pateicoties kohēzijas politikai, Eiropas Savienība padara saliedētāku un spēcīgāku. Un tieši tas mums ir nepieciešams. house and by this. Uh... Ir patiešām ļoti svarīga. Es domāju, ka mums ir uh, jādomā, kā turpināt uh, uh, Eiropas atjaunotni, kā uh, garantēt brīvību un arī. Uh, brīvības un tiesiskuma telpu. Jā, nu, ceļošanai ir uzlikti nozīmīgi ierobežojumi, uh, tas tagad visiem ir prātā, un tad, kad mēs runājam par demokrātiju un brīvību un citiem jūtīgiem jautājumiem, Mums tas varbūt nevienmēr šķiet tik aktuāli, jo ir daudz spiedošāks vajadzības, bet to nekad nedrīkstam piemirst. Vienalga, lai kas arī nenotiktu, nākamajā nedēļā mēs būsim optimistiski un e, mēģināsim panākt e, vēsturisku darījumu Eiropas Savienībai. Un Vācijas prezidentūra piedalīsies šajās debatēs un spēlēs noteikti ļoti nozīmīgu lomu. Ja padome eh, vienosies, tad jau sāksies īstais darbs, un kopīgi ar jums mēs sāksim tādu ļoti piepildītu un aktīvu Eiropas pusgadu, lai garantētu nepieciešamās investīcijas, lai Eiropa varētu atgūties, lai tās ekonomika varētu atgūties, kļūt tīrāka, zaļāka, digitalizētāka un piekrītu arī uh, Ertuga kungam, uh, kad viņš pieminēja šīs prioritātes. Noslēgumā gribēju pateikties visiem par līdzdalību tik svarīgās debatēs un gribu pateikties kanclers kundzei par ambiciozu programmu un, protams, ņemot vērā korona krīzi, um, šajā programmā ir ieviestas korekcijas, bet uh, gribu tikai atgādināt, ka nākamnedēļ mūsu priekšā stāv ļoti svarīga lēmuma pieņemšana, kas pavērs jaunu lapusi Eiropas vēsturē. Paldies! Paldies! Un tagad došu vārdu Uh, Merkels kundzei, lai viņi varētu reaģēt uz kolēģi izteikumiem. Jā, ich will nur kurz. Äh, Paldies! Pašā noslēgumā gribēju pateikties visiem, kas uzstājās, un otrajā sarunu kārtā Eh, ļoti daudzi pieminēja arī tiesiskumu. Jā, Vācijai tas, protams, arī ir prioritāri. Tikā pieminēts arī Orbana kungs neapšaubāmi. Mums ir viedokļu atšķirības eh, par Ungārijā notiekošo parlamentam, protams, eh, ir pamatoti par to interesēties un ir pamatot norādīt uz to, ka līdzekļiem ir jānonāk uz vietas, pašvaldībās, reģionos, nevis oligarhu kabatās. Uh, Un tie, kas teica, ka jārunā ne tikai par vācu, franču priekšlikumiem, es varu tikai piekrist. Eiropā ir 27 dalību valstis, un ja Vācija un Francija ir pilnīgi pretēji noskaņotas, nu tad īstenībā arī Eiropā daudz kas uz priekšu nevirzās. Uh, Es domāju, ka šis priekšlikums, eh, protams, eh, ir tāds, zem kura var parakstīties arī citas eh, Eiropas dalību valstis. Mēs pie tā nākam nedēļu vēl strādāsim. Ļoti jauki, ka kolēģi pieminēja arī lauksaimniecību. Jā, arī šeit viedokļi nav identiski. ja mēs eh, gribam kļūt par ekoloģisku kontinentu, arī eh, pārtikas produkti ir jāražo ekoloģiskā veidā, un mums ir uh, Eh, jāatzīst eh, tas milzīgais darbs, ko paveic mūsu zemnieki, lauksaimnieki, jādomā arī par uh, lopu labturību un labākiem noteikumiem. Tādēļ ir jābūt arī izdevīgākiem uh, tirgus ekonomiskajiem apstākļiem, lai būtu lielāks pamudinājums uh, audzēt kultūras un lopus šeit ekoloģiski. Uh, Ja runājam par finansējumu, mēs, protams, varam uz kādu brīdi um, iedzīvoties parādos, bet eh, būs jāsāk arī noteiktā laikā šie parādi atmaksāt. Mēs nedrīkstam arī šo atmaksu uzticamību iedragāt ir jāsāk atmaksāt parādi turpmāko septiņu gadu laikā, jo Eiropa nevar dzīvot tādos pastāvīgos parādos. Tā nebūs pareizā atbilde šajā globalizētajā pasaulē un konkurences apstākļos. Protams, pastāv dažādi riski, e, ja no vienas puses ir struktūra fondi, no otras puses ir e, jāinvestē vairāk inovācijās, uh, bet eh, Vācija vēlas, lai būtu pietiekami labs, stabils budžets arī tehnoloģijām. Ir eh, labi, ka tika komisijā pieņemta arī šī ūdeņraža stratēģija, ir dalība valstis, kas to atbalsta, ir jābūt tādiem Eiropas līmeņa stratēģiskiem projektiem, piemēram, ražojot arī uh, baterijas, uh, tam pašam vajadzētu notikt arī kvantu tehnoloģiju jomā mums ir jākļūst proaktīvākiem. Un tie, kas vēlas Eiropu atjaunot, jums pilnīgi taisnība. Eiropai ir jāatjaunojas, jo pasauli turpina attīstīties, un ja mēs neko nedarīsim, tad mēs iepaliksim. Protams, ieteikumi valstīm šeit ir ārkārtīgi svarīgi. Jā, Vācija tiek bieži mm, arī pamatoti kritizēta, ka jāinvestē nākotnē. Tas ir nopietni jāuztver un ir eh, jādomā arī par finansējumu atbilstošu piesaistīšanu pa atsevišķiem sektoriem. Paldies visiem, kas izturēja šīs diskusijas līdz galam un novēlums visiem eh, auglīgu sadarbību. Paldies! Grazie, grazie alla... Paldies! Paldies kanclerei Merkels kundzei. Vienas minūtes pārtraukums, un tad atsāksim darbu ar nākamo punktu darba kārtībā. Pronto, eccoci. Care kolēģi, kari kolēģi. Esam atpakaļ. Kolēģi, pirms turpināsim debatas, vēlos informēt jūs, ka 17.30 mēs sāksim pirmo balsošanas kārtu rīkosimies, kā ir paredzēts darba kārtībā. Balsošana noritēs līdz 17.45. Balsošanas procedūra būs tāda pati kā iepriekš. Helgas Bergers izvirzīšana par revīzijas palātas locekli. Eiropas Banku iestādes izpildirektoru iecelšana eh, notiks aizklātā balsošanā. Deputātiem ir iespējams balsot eh, nu jau parastajā veidā, Uz jūsu balsošanas kartes, kur jūs parakstat, jums ir jāatzīmē aizklātā balsošana tikai to, ka jūs balsojat, nevis kā jūs balsojat. Balsojuma skaidrojumi būs tikai rakstiski. izņēmuma kārtā līdz 400 vārdiem balsojuma skaidrojumam. Tātad balsot būs iespējams līdz 145. balsojumu rezultāti tiks paziņo, paziņoti pulkstens astoņos. Un tagad darba kārtībā mums ir kopīgās debates Eiropadomes 17. un 18. jūlija sanāksmes. Sveicu Šarlu Mišelu, Eiropadomes priekšsarētāju, un dodu jums vārdu. C'est mieux. Monsieur le, Monsieur le Président, dear members of the European Parliament, first of all. Priekšsēdētāji kungs, Sākumā paldies par iespēju šeit uzstāties. Covid-19 parādīja, ka mēs nevienmēr varam kontrolēt, kas notiek, bet mēs varam kontrolēt, kā atbildam. Neaizmirsīsim, ka pandēmija ir aizvien ar mums, un tā turpina dzīves, biznesu un darījumu pasauli pos, postīt. Un, ja mēs salīdzinām ar izaugsmi pirms Covid laika, tad 1,5 triljonu eiro varētu būt zaudēt ekonomiskā ražošanā 20. 21. 2020. un 2021. gadā, un tas tiešām ir ļoti drūmas izredzes. Un tā kā jūs zinat, uh, Eiropas Savienības padome lūdza komisiju izstrādāt ambiciozu atjaunotnes plānu atbilstoši izaicinājumiem. Un jūnijā bija pirmās diskusijas par komisijas priekšlikumu, un es pēc brīža vairāk ko teikšu. Mūsu sākotnējie plāni parādīja, ka daži komisijas priekšlikumi vairākām dalību valstīm nebija pieņemami. Un pēc mūsu sēdes es sāku divpusēju sarunu kārtu ar visiem līderiem, lai pirmais samits eh, varētu notikt 17. un 18. jūlijā. Trīs jautājumi ir jāizskata īpaši. Pirmkārt, tradicionālā saruna jūnijā, un a, eh, otrkārt, skaidroju divpusējo sarunu rezultātus ar valstu vadītājiem un pastāstīt jums par nākotnes darbu. Un pēdējais - ambicioza sadarbība starp dalību valstīm un darbs kopā un uh, Jāsaka, pirmo reizi es līgeri kopā diskusēju par komisijas priekšlikumu par daudzgadu finanšu schēmu un arī atjaunotnes plāniem. Šis samits bija ļoti būtisks solis, lai sagatavotu tos lēmumus, kādi ir nepieciešami un lai konsultētos ar sarunvedējiem mēs redzējām, ka vairākās jomās ir iespējams konsens. Pirmkārt, dalība valsts vienojās par to, ka kopā ir jādiskurē par daudzgadu finanšu plāniem, un tāpat arī otrkārt vienojās par to, ka krīze, ar kur mēs saskaramies, tā ir nepieciešama ātra atbilde, un tāpat arī vienojās, ka ir nepieciešams fokusēt mūsu centienus. Uh, visos sektoros. Un tāpat arī bija tādas jomas, kurās mums aizvien vēl bija nepieciešama konsultāciju procesa iesaiste. Nu, piemēram, tādas jomas, kurās vienoties dažām valstīm, vienoties bija sarežģīti, ļoti sarežģīti, un daži no valstu vadītājiem kavējās vienoties par komisijas piedāvātiem piešķīrumu kritērijiem un teica, ka nav kopēja saikne ar eh, to, kā pārvarēt Covid-19 eh, krīzi. Un pagājušajā nedēļā eh, beidzu pirmo raundu divpusējām sarunām. Tās bija ļoti intensīvas, dažkārt sarežģītas un dažkārt ļoti sarežģītas, bet vienmēr ļoti konstruktīvas. Un tas man ļāva identificēt sešas tādas lielas jomas, kurās nākotnes vienošanās, manuprāt, ir nepieciešama, lai atrastu nepieciešamo politisko sabalansēto pieeju. Nu, pirmkārt, daudzgadu finanšu schēmas, daudzgadu finanšu budžeta apjoms. Šeit viedokļi ir dažādi un dažādi Otrais punkts saistīts arī ar pirmiem, tie ir uh, korekciju veidi, uh, proti dalība valsts uh, ir tāds, kas uh, domā, ka tas ir ārkārtīgi nozīmīgs, un citas uh, domā, ka tam nav liels nepieciešamības uh, tikt attīstītam, un tādēļ uh, ir jāstrādā pie vienošanās. Un trešais jautājums ir. Uh, atjaunotnes plāna apjoms. Jūs zināt, kāds ir priekšlikums, ko ir izteikusi komisija. Visas dalība valstis tam nepie, nav pievienojušās, un uh, runa ir par apjomu. Un ceturkārt, tikot par to runāju, tas ir uh, par subsīdiju un uh, atbalstu. Jautājums, subsīdija jautājums dažās uh, dalību valstīs ir sarežģīts, uh, lai rastu vienošanos uh, un jāatbalsta attīstīt uzņēmumus. Un piektais jautājums ir kritērija, kā piešķirtu šo atjaunotnes fondu vairākas dalībvalsts jūnija laikā pauda viņu kavēšanos par to, ka dati, kas bija pirms krīzes, un kas, piemēram, atbilst uz bezdarba līmeni un NKI līmeni, nav pietiekami dinamiski un adekvāti, lai tiktu uh, izmantoti. Un jārunā par ekonomisko un sociālo situāciju. Ir sektori, kas ir vairāk skarti, un tādēļ mēs tādu dinamiskāku pieeju atbalstam. Un sestais punkts, tas ir ļoti būtisks jautājums, tas ir jautājums par saikni starp reformām un atjaunotnes fondu kādas reformas, kādas daudzās dalību valstīs būtu jāīsteno. Proti ir diskusijas, un tās arī tieši skar Eiropas parlamentu, un parlaments aktīvi iesaistās. Un šī saikne ir tiesiskums, tas ir jautājums, par ko tiek runāts, un tāpat arī uh, Uh, saikni ar uh, klimatu pārmaiņu apkarošanas ambīcijām. Un jūs atcerēsieties, ka pirms krīzes sākuma DFS tika piedāvāts uh, un tika piedāvāts arī to tieši saistīt ar mūsu klimata ambīcijām un ļoti būtiski iesaisti bija un arī apņemšanās attiecībā uz klimata pārmaiņām. Priekšsēdētāja kungs. Arī tāpat Daudzi jautājumi ir, kas ir ļoti nozīmīgi jums un Eiropas parlamentam kopumā, proši pašu reservu pirmām kārtām. Tas ir jautājums ļoti nozīmīgs, izšķirīgs jūsu piekrišanai. Mēs esam ļoti daudz strādājuši pie atsevišķajiem resursiem un piemēram, digitālais nodoklis un arī finanšu darījuma nodoklis. Elastīgums budžetā lauksaimniecībai un citiem ir ļoti nozīmīgs jautājums dažām dalību valstīm un vēl divi jautājumi, kas ir jāpārvar, lai sasniegtu līmešanos. Pirmais jautājums ir atjaunošanas fonda iesaist maksājumi un laika uh, sadalījums un tāpat arī atmaksājumi, kurā brīdī tie tiek sākti. Jūs zināt, ka komisija piedāvāja nevis nākamajā DFS, bet nākamajā to ieviest, un varbūt, ka būtu liederīgi piedāvāt sākt ar tā saukto repayments ātrāk. Un nākamais jautājums. Es jau esmu paziņojis, ka līdz šīs nedēļas beigām kopā ar Vācijas prezidentūru Koreperi ietvaros mēs diskutēsim par konkrētajiem pasākumiem, un tie tiks publiskot vēl līdz nedēļas beigām. Un es gribu tiešām teikt jums, daru visu, kas ir nepieciešams un iespējams, lai nodrošinātu vienošanos. Uh, un mums ir nepieciešams ļoti skaidrs, skaidri vienošanās teksti ļoti ātri. Un pēc šīm konsultācijām, kas man bija, kas bija ļoti intensīvas pēdējo nedēļu laikā un pēdējo pāris dienu laikā, man jāsaka, ka mēs vēl neesam nonākuši pie sarunu noslēguma. Diezgan tur ir daudz darba paliek, kas vēl ir jāpaveikts. Un, mums ir jāvirzās uz priekšu, ņemot vērā to, ka dalību valstis eh, vēlētos eh, sadarboties eh, ļoti intensīvi kopā, un tāpat arī mana pārliecība ir tāda, ka tas ir absolūti nepieciešams. Un arī sadarbība ir ļoti nepieciešama Eiropas demokrātisko institūciju vietā. Tas ir bezprecedenta gadījums, un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka Eiropas parlamenta aicinājums uh, mobilizēt visus spēkus un arī visu savu atbildību pilnībā īstenot. Un šajā krīzes laikā jūs varat rēķināties ar manu aktīvi iesaistītu un uh, mēs kopā varēsim virzīsimies uz priekšu. Un arī piekrītu tam, ka uh, intensīvi virzīšos uz priekšu. Un ja katrs spērs soli uh, otram pretī, katra dalībvalsts, katra institūcija virzīsies uz priekšu, tad varēs paveikt visu. Ja visi paliek tikai savās pozīcijās un nav uh, gatavi ne soli spērt uz priekšu, tad uh, nespēsim vienoties. Un vienīgā iespēja ir spērt soli vienam pret otru. Un lai šīs Eiropas intereses uh, būtu noteicošais, un lai mūsu pieeja būtu um, reāla un ievērotu to, uh, kā mēs pieņemam lēmumus uh, Tas ir aicinājums, un to gribu adresēt visiem jums. Un es gribu teikt noslēgumā, vairāk nekā jau kāda šīs diskusijas uh, ir ļoti nozīmīgas, jo arī šīs summas ir uh, bezprecedenta. Un nākamo nedēļu, mēnešu laikā uh, mēs diskutēsim, un mums ir jāspēj trīs mērķus īstenot, negaidot. Tātad pirmais ir šo Eiropas uh, projektu virzīt uz priekšu, tā ir konverģence, mums ir jāturpina strādāt. Uh, neapstājoties, lai sasniegtu Eiropas konverģenci, un tas ir arī Eiropas projekta spēcīgais punkts, un tāpat arī uh, spēcīga iesaiste, lai mūs kļūtu izturīgāki, lai mēs mācītos no krīzes un lai mēs varētu labāk reaģēt uh, uz izaicinājumu. Trešais mērķis, manuprāt, mums visu laiku par to vajadzētu arī politisko vīziju sarakstā uzturēt. Tā ir pāreja, digitālā pāreja, tā ir nepieciešama, tas ir punkts, kurā mums ir iespēja, lai mēs kļūtu spēcīgāki, uz uh, nākotni vairāk vērsti un lai mēs varētu opti, ar optimismu veidot uh, nākotni. Un es esmu pilnīgi pārliecināts, uh, priekšstādātāji, dārgie kolēģi, esmu tiešām uh, apņēmies sākt ne tikai padomē diskusijas, bet arī virzīties ātri uz priekšu, lai lēmumu mēs varētu kopā pieņemt un arī, lai tas būtu iespējams konstruktīvi dialogu ietveros institūcijās kopā ar parlamentu un ar Eiropas parlamentu sadarbojoties intensīvi. Paldies! Tagad vārds Šefkoviča kungam komisijas vārdā. Godātais priekšsādātāji, godātie deputāti, mēs pirms brīža jau diskutējām par to, ka mūsu savienība saskars ar bezprecedenta krīzi, kas uh, aptver visu pasauli. Covid-19 pandēmija ir um, ar būtiskām cilvēcīgām un ekonomiskām izmaksām, un tā arī nesīs izmaiņas. Un esmu pārliecināts, ka jūs man piekritīsiet, ka vairs nevaram atgriezties pie iepriekšējā uh, dzīvesveida. Un mums jāraugās nākotnē, ko tādie deputāti rīkosimies izlēmīgi, tad varēsim rast iespēju šajā katastrofā. Bet, lai to izdarītu, mums ir vajadzīgi um, pareizie instrumenti, kā jau es bieži saku, šīs parlaments ir uh, demokrātijas sirds Eiropā, kur eh, politika tiek veidota, bet eh, lai arī cik mēs runātu par politiskajām prioritātēm, mums ir vajadzīgi arī nepieciešamie līdzekļi, lai to ieviestu. Un Eiropa domē nākamnedēļ. Es gribētu pievērsties eh, galvenokārt diviem jautājumiem, kas būs ļoti nozīmīgi nākotnē. Pirmkārt, uh, par atjaunotnes plānu Next Generation EU un daudzgadu finanšu schēmas priekšlikumiem gribētu tiešām pateikties Eiropadomas priekšsādātāju eh, priekšlikumiem par eh, viņa aktīvo pieeju un dinamiskajām divpusējām eh, sarunām, ko viņš ir īstenojis ar valstu un valdību vadītājiem un par ciešo sadarbību ar Eiropas komisiju. Tas viss ir nepieciešams, jo šī ir ļoti ambicioza pakete, kas tieši un spēcīgi reaģē uz mūsu savienības vajadzību vērtībām. Nākotnes DFS, kuru pastiprina um, Next Generation EU eh, instruments, eh, dos eh, gandrīz 2 triljonus eiro um, papildus budžetā. Un tas ir liekas, liels skaidrs, bet tas arī ir nepieciešams. Tā ir nepieciešamā atbilde uz uh, to, kāda ir šī bezprecedenta krīze Eiropas Savienībā. Tas pietiks arī, lai ne tikai eh, palīdzētu mums atgūties turpmākajos gados, bet nodrošinās arī to, lai mūsu finanšu programmas līdz 2027. gadam un vēl tālāk dod savu ieguldījumu. Un es gribētu uzsvērt eh, to, ka Eiropas parlaments eh, spēlē un arī turpmāk spēlēs vitāli svarīgu lomu šajā procesā. Uh, Šovakar priekšsēdētāja Fonderlājēna kopā ar Mišela kungu un Merkeles kungu, kundzi un Sasolī kungu tiksies 324. pānta ietvaros, un tur mēs uzsāksim. Un es domāju, ka arī pateicoties mūsu līderiem pirmo uh, viedokļu konverģenci, lai radītu atmosfēru uh, vienotībai, kas būs nepieciešama 17. un 18. jūlija samitā. Šajā tikšanās reizē mēs balstīsimies uz nesenajām videokonferencēm un līdzinājām diskusijām, kas ir iedrošinošas, un jūtam, ka ir tāda pozitīva dinamika un atbalsts priekšlikumiem, kurus es tikko aprakstīju. Jo īpaši ir. Um, vienošanās par to, ka šī bezprecedenta krīze prasa arī ārkārtēju reakciju, un ir arī vienošanās, ka šeit komisijai būtu jāaizņemas līdzekļi un pašu resursi ir jāpalielina. Papildus tam mēs jūtam to, ka viss ir viensprāts, ka mums ir jāmērķē mūsu pūliņi, jāveicina kohēzija un konverģence. Uh, un krīze un reakcija uz to, par ko tagad uh, spriežam, uh, tā būtu jāpadara ekonomikas zaļākas, noturīgākas un digitālākas. Priekšlikumu pakete atspoguļo lielākoties to, ko parlaments uh, savās rezolūcijās, īpaši 15. maija rezolūcijā pauda. Un es īpaši gribētu pateikties šiem parlamentam par tā pastāvīgo atbil, atbalstu attiecībā uz pašresursiem. Mēs esam pārliecināti, ka tas ir pareizais veids. Tie būs mūsu kopīgo mērķu atbalstoši līdzekļi, viņi, um, tie maksās arī par um, nākamās paudzes Eiropas Savienību šo atbalstu programmu, un spērot lielus soļus uz priekšu, turpmākajās nedēļās vienojoties par priekšlikumiem, mēs varēsim arī veikt milzīgu lēcienu, izsakot priekšlikums nākamgad. Mēs <clears throat> izstrādāsim ceļu kārtu šiem īpašajiem resursiem, kā tos sasniegt, un pa to laiku um, Uh, jūs varēsiet uh, runāt par to ar savām valdībām, ar jūsu vēlētājiem un nacionālajiem parlamentiem, par to, ka ir vajadzīgs viņu atbalsts. Laiks ir uh, svarīgs, ir vajadzīga līderība, um, jebkad, vairāk kā jebkad agrāk, un ir atlikuši tikai dažas nedēļas, jo mēs visi zinām, ka ir izšķirīgi svarīgi, reaģējot uz šo krīzi, uh, vienoties pirms vasaras pārtraukuma, vēlamies nodrošināt eh, to, ka pirms gada beigām pabeigsim arī nacionālo ratifikācijas procesu, kas ir vajadzīgs eh, pašresursu lēmumam. Mēs ne tikai nevaram sākt aizņemties bez šī lēmuma, bet ja nacionālajie parlamenti mm, atbalstīs debašu rezultātus un šos jaunos instrumentus, es domāju, ka tas eh, nodrošinās arī demokrātisko leģitimitāti šiem inovatīviem priekšlikumiem, kas ir bezprecedenta apjomā. Turpinot, gribētu uzsvērt arī to, ka tas arī mums palīdzētu radīt jaunus instrumentus ne tikai uh, ilgspējīgai ekonomikas atjaunotnei, bet parādītu arī, ka mūsu demokrātiskie noteikumi vienmēr būs spēkā pat krīzes apstākļos. Tātad tāda ļoti konstruktīva pieeja ir vajadzīga no visām institūcijām, no visām institūciju puses. Mums ir jāuzklausa vienam otrs un jāapzinās, ka uh, mums ir tomēr atšķirīgi viedokļi zināmos jautājumos. Un, uh, Šis parlaments eh, ir noteikti jāiesaista visos posmos. Mēs kopīgi spriežam par eh, mūsu programmām. Jūs kontrolēsiet arī budžeta izpildi un eh, juridiskie ierobežojumi arī nosaka to, kā tiks pārvaldīts šis ekstra finansējums, bet uh, nevienai institūcijai nevajadzētu tikt kavētai spēlēt savu lomu, tiks eh, noteikti īpaši pasākumi, lai to nodrošinātu. Mēs ja esam gatavi ar jums sadarboties un ar padomi pie iestāžu deklarācijas, lai to visu uzlikt uz spēcīgiem pamatiem un lai mūsu iestādes sadarbotos pēc iespējas labāk. Uh, Darbie kolēģi, godātie deputāti, kā jau es teicu, laika nav daudz, bet esmu pārliecināts, ka, ja strādāsim ambiciozi, tad varēsim sasniegt eh, rezultāts mūsu pilsoņiem. Komisijai būs vajadzīga jūsu palīdzība, un mums būs ātri jādarbojas visās sarunu fāzēs. Eh, gan par atjaunotnes eh, plānu, eh, arī tagadējā defisi ietvaros, jo ātrāk mēs varēsim palaist reaktīju un maksātspējas atbalsta instrumentu, jo labāk. Otrkārt, ka šodien gribētu runāt par Brexitu. Kā jūs zināt, tad Mišels Barņē šodien ir Londonā. Tur notiks vēl viens sarunu kārta Un es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi, jo ir palikuši mazākā seši mēneši līdz pārējais perioda beigām. Kopā ar apvienoto karalisti mēs eh, izvērtējām līdzšinējo sarunu uh, situāciju un uzsvērām, ka darīsim visu, kas ir iespējams, lai panāktu vienošanos, ka mēs meklēsim risinājumu, lai parakstītu vienošanos par partnerattiecībām. Kā jūs zināt, līdz šim nekāds lielais progress nav panākts, un vienkāršā patiesība ir tāda, ka sarunas beigsies pēc dažiem mēnešiem, um, vai nu būs rezultāts vai nē. Ja vēlamies panākt vienošanos, mums būs jāatrisina virkne būtisku uh, domstarpību par fundamentāliem jautājumiem. Uh, Te ir runa par eh, spēcīgām eh, garantijām vienotiem spēles noteikumiem, eh, zivsaimniecība, pārvaldības ietvars un vēl daudz citi punkti. Tas viss mums ir svarīgi, un viņi to zina, jo taisnīgas konkurences un pilsoņa aizsardzības principi mums ir ļoti dārgi Eiropas Savienībā. Mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai panāktu vienošanos. Bet arī šajā jautājumā laika nav daudz atlicis, un neviens nevar um, pateikt, kāds būs saruna rezultāts. Un pat ja mēs panāksim vienošanos, daudzas lietas vēl joprojām mainīsies mūsu attiecībās ar apvienoto karalīsti, gan pilsoņiem, gan uzņēmiem, gan mūsu administrīvajam aparātam, un uh, mums ir jāgatavojas šīm izmaiņām, mums ir uh, jāpalīdz uh, nacionālajām iestādēm viņu gatavošanās darbā. Papildus sarunām, un Fonderlajens uh, kundze komisijas priekšsādātāja to jau uzsvēra, mums ir jāturpina mūsu darbs, lai nodrošinātu pienācīgu izstāšanās nolīguma ieviešanu, īstenošanu, uh, lai saglabātu uzticību. Uh, un uh, kā Eiropas Savienības un apvienotās karalistes uh, kopīgās komitejas līdzpriekšsēdētājs var teikt, ka mēs uh, turpināsim pie šiem jautājumiem strādāt. Eiropas vienotība ir mūsu uh, lielākais uh, guvums, ieguvums, un uh, to mēs arī uzsveram mūsu darbā, un esmu pateicīgs jums par jūsu 18. Uh, jūnija ziņojumā pausto atbalstu. Priekšsēdētāji, godātie deputāti, paldies par uzmanību un paldies par visu atbalstu, kas mums būs nepieciešams turpmākajās dienās. Paldies, uh, Šefčovičs kungs. Uh, un tagad vārds politisko grupu pārstāvjiem. Priekšādātais Mišels arī ir lūdzis uzstāšanās laiku pēc šīs pirmās kārtas, jo viņam tad būs jādodas prom. Tagad Morešana kungs no ETP lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Priekšsēdētāji Mišēls, sveicu jūs Eiropas parlamentā, mēs jūs uzklausām, mēs esam satraukti un mēs jums nepiekrītam. Jūs uh, mūs eh, neiesaistāt budžeta sarunās pietiekami, jo šis parlaments ir budžeta lēmējies. Tādu mēs nevaram jums piekrist, jo jūs gribējāt piedāvāt mazāku budžetu Eiropas Savienībai, ar kur ir jāsasniedz vairāk, un mēs nevaram izdarīt vairāk ar mazāku budžetu. Es budžets nav nekādi Um, būrvju līdzekļi, kas vienkārši um, palielinās. Nē, Eiropas parlaments varēs dot savu piekrišanu DFS tikai tad, ja pienācīgi tiks finansēts tas, par ko mēs esam kopīgi vienojušies, kādas ir mūsu prasības. Pirmkārt, uh, tradicionālās uh, prioritātes lauksaimniecība, kohēzija jāpienācē pienācīgi, un uh, mums ir arī jāpilda mūsu solījumi. Jaunās prioritātes digitalizācija, zaļināšana, vidas aizsardzība, pētniecība, attīstība, ārā ārējās robežas, migrācija. Mēs nevaram atrisināt koronas krīzi, radot problēmas citās jomās, pazeminot finansējumu. Un nododiet vēstījumu padomes um, pārstāvjiem, ka mēs nevaram um, slēpt šo mazo DFS aiz uh, atbalsta paketes. Mums ir jātērē līdzekļi projektiem ar Eiropas pievienoto vērtību. Uh, Eh, un jo vairāk naudas mēs tērējam, jo labāk ir jābūt kontrolai. Mums ir arī jābūt apmaksas plānam. Katram pilsonim, eh, kad viņš ņem kredītu, ir eh, jāapzinās, kad viņš cik atmaksās. Un tas pats būtu jādara Eiropas Savienībai. Pašu resursi. Ehm, Tātad mums ir jāievieš pašu resursi, šis plasmas nodoklis un atmaksas plānam ir jābūt saistošam pēc 2028. gada. Un tikai tad, ja parlamenta prasības tiks izpildītas, mēs varēsim galu galā piekrist šim budžetam. Un lai arī kāds kompromiss jums būs padomē, mēs esam gatavi ar jums vēst sarunas, uh, jo padomes vienošanās nebūs galīgā vienošanās, arī parlamentu viedoklis būs jāņem vērā. Paldies! Mūrezana, uh... Eh, Paldies, Muresana kungs! Tagad Garcija Pēres kundze no sociāldemokrātiem. Paldies, priekšsādātāji! Pandēmijā ir jau prasījusi vairāk nekā 177 tūkstošu dzīvības eh, Eiropā, un, eh, protams, šis ir milzīgs upuris. Un mums ir jādomā arī tālāk, kas notiks ar šo Eiropas projektu, pie kura strādāja arī šie pilsoņi. Mēs redzam, ka arī medicīnas darbinieki ir um, ziedojuši savas dzīvības, lai mūs aizsargātu. Un, protams, ir jāatcerās arī par sekām, kādas būs šai karantīnai uz mūsu psihisko veselību. Vīrus ir um, noteikti satriecis nākotnes izredzes miljoniem jaunu eiropiešu. Tātad mēs atceramies par šo paudzi, kas jau saskārās ar 2008. gada krīzi, un tagad eh, tikai pēc 12 gadiem viņiem ir jāstājas pretī vēl lielākai krīzei. Mēs rādzām, ka ka viņiem ir bijuši ārkārtīgi daudzi traumatiski pārdzīvojumi. Viņiem ir nācies pilnībā mainīt savu dzīvi. Cilvēkiem ir jāuzņemas riski. Pašreizējā situācijā, protams, apkārtēji apstākļi nosaka manu mūsu dzīvi, Un, protams, ka jūlijā mums ir bija šis lēmums par atvesaļošanas plānu, un gan pašreizēji paudzei, gan arī nākamajām paudzēm ir jāsu, jāsajūt, ka Eiropa ir droša telpa arī ekonomiskā ziņā. Uzskatu, ka pateicoties parlamentam mums izdosies panākt šādu lēmumu. Galu galā sociāldemokrātija nevēlas samazināt šo summu 500 eh, miljoni, miljardi eiro piešķīrumos, un mēs arī arī nevēlamies eh, samazināt eh, makroekonomiskos nosacījumus. Mēs jau tagad saprotam, ko nozīmē taupība. Tie nozīmē sociālā budžeta samazināšanu. Mēs nevaram atgriezties pie taupības politikas. Protams, ka mums ir jādomā arī par palīdzības sadalīšanu, un šeit mēs uzsvērsim, ka noteikti ir jāievēro tiesiskuma principi. Protams, visvairāk ir jāpalīdz eh, tiem, kas visvairāk cietuši no um, šīs krīzes. No vīrusa varbūt jaunieši nav tik daudz cietuši, bet eh, tie noteikti cieši no ekonomiskās krīzes. Mums ir jādomā par solidaritāti, tāpat arī mums ir uh, jānodrošina jauniešu garantija. Neviena sabiedrība nevar justies droša, ja uh, ir bezdarbs. Uh, Solidaritātei attiecībā uz nākamajām paudzēm ir jāiet kopā arī ar reformām mūsu ekonomikā, un te ir runāja, protams, par klimata pārmaiņām un arī par digitalizāciju. Šeit mums ir jāveic reformas, neuzliekot pārāk lielu slogu dalībvalstu budžetiem. Tieši tāpēc mums ir jārunā par pašu resursiem. Šīs debates tieši tāpēc mums šķiet tik prioritāras. Mums ir jāatcerās, ka Vairāki sektori ļāva izglābt finanšu nozari iepriekšējās krīzes laikā. Tagad ir pienācis laiks sniegt palīdzību šīm nozarēm. Mums ir jāstājas pretī populismām. Nākamā paudze ir atkarīga no Eiropas projekta izdzīvošanas, un Eiropas projekts savukārt ir atkarīgs no šī plānā. Mišelkungs, es jums lūdzu, un es ceru, ka jūs to arī darīsiet. Es jums lūdzu sarunās ar valstu un valdību vadītājiem pajautāt, ja mēs nevaram garantēt uh, mūsu pilsoņiem labāku nākotni, tad kāpēc tad īsti mēs šeit sēžam? Gal galā tas ir mūsu pienākums. Esmu pārliecināta, ka kopā mums izdosies aizsargāt šādu taisnīgu un solidāru projektu. Liels paldies, eh, Garsies eh, Pereses kundzei, tagad eh, Riņu Jūrap grupas vārdā Ajers kundze. Mišela kungs, Godāmie kolēģi, šis plāns ir bezprecedenta plāns, un tas paredz uh, konkrētu Eiropu. Uh, Šis eh, plāns, kas eh, tiks pieņemts šajā plenārsēdē, izmainīs eh, dzīves pilsoņiem gan Helsinkos, gan Brestā, gan Havrā. Un, protams, ka mums ir vajadzīgi šie piešķirtie miljārdi, lai mēs pilnībā izmainītu mūsu sociālo politiku. Mūsu politiskā grupa pievērsīs uzmanību diviem punktiem, kas mums ir ļoti būtiski. Pirmais nosacījums - jauni pašu resursi daudzskaitlī. Un šie resursi mums ir vajadzīgi, lai mēs varētu atdot aizdevumus. Mēs, eh, protams, saprotam, ka mēs eh, neesam vēl panākuši vienošanos, piemēram, par plasmasas nodokļiem, bet mēs esam izvirzījuši šādus, no, šādus priekšlikumus. Mēs mēģinām teikt eh, pāri mūsu viedokļu atšķirībām. Mums, protams, ir jādomā, ka šis lielais aizdevums varētu būt sloks nākamajām paudzēm. Tāpēc mums vajadzētu uzlikt nodokļus lielajiem digitālajiem uzņēmumiem, lielajiem piesārņotājiem. Protams, otrs nosacījums ir arī tiesiskuma princips, un tiesiskuma princips ir jāiedzīvina praksē. Šis princips ir ierakstīts mūsu līgumos. Mēs nedrīkstam to um, upurēt um, ekonomikas vārdā. Mēs nevaram pieļaut, kā Orbāns, Kačīnskis un pārējie uh, izmantotu to savā labā. Priekšādātā kungs, es vēlos jums pavisam skaidri teikt, mūsu politika, protams, gaida, ka šajā samitā tiks panākta vienošanās. Mēs eh, cerām, ka nākamajām Eiropas paudzēm mēs varēsim piedāvāt labklājību un eh, zaļu nākotni. Lielas paldies! Lielas paldies! Tagad eh, Lebretona kungs, ideja grupas vārdā. Paldies, priekšādātāji! Padome 19. jūnijā runāja par Eiropas atveseļošanu, tāpat arī vēlākajās dienās par to tika spriedz. Tika nolēmts, ka ir jāpiešķir 750 miljardi eiro, 500 miljardi piešķīrumos un 250 aizdevumos. Šīs plāns ļaus mutualizēt Eiropas parādus. Un tas būs vēl viens solis uz priekšu, lai izveidotu federālu Eiropas valsti, kādu mana grupa nevēlas. Mums ir jābūt galīgi naiviem, lai mēs domātu, ka šī nauda tiks sadalīta bez jebkādiem nosacījumiem. Eiropa uzliks ļoti striktus nosacījumus, jo īpaši liks samazināt pensijas un medicīnas izdevumus. Vācija un Francija it kā maksās. Vācija var atļauties maksāt, bet tas neatiecas uz Franciju, kur um, parāds jau ir sasniedzis 120% no bruto IKP. Makrons ir viens no tiem, kas izvieza šo priekšlikumu, bet viņš ir aizmirsis, ka viņš ir valsts vadītājs un ka viņam ir pirmām kārtām jārūpējas par savas tautas nākotni. Lielas paldies, Lambēt kungs, zaļo grupas vārdā. Mišel kungs. Man ir jāsaka, ka es patiešām jums jūtu līdzi. Šeit parlamentā mums ir jāpanāk vairākums, jums savukārt ir jāpanāk vienprātība. Ir ļoti grūti to izdarīt. Es patiešām izprotu jūsu situāciju un jūtu jums līdzi. Bet ko mēs īsti varētu darīt? Protams, mums ir tie, kas nevēlas pieņemt šādu lēmumu un saka, ka mēs te negribam visus izbiedēt. Par ko tad šeit mēs runājam? Par 1,5% no IKP trīs gadu laikā. Un mums ir jāstājas pretī recesijai, kas varētu sasniegt 9 līdz 10% no IKP. Mums vajadzētu varbūt to visu salīdzināt arī ar ASV. Jūs runājat par uh, šādiem lieliem skaitļiem, bet es uzskatu, ka mums to visu vajadzētu relativizēt, un es domāju, ka jūs jau izmantojat šo argumentu. Otrais, ko mēs varētu ieteikt, ir tas, ka galu galā mēs šeit neuzņemsimies parādus, lai pēc tam šī nauda vienkārši kaut kur pazustu. Uh, Un, protams, ka šeit ir jāuzdod eh, jautājums arī par nosacījumiem. Jā, šis eh, jautājums ir tāds ļoti sarežģīts, bet eh, tas ir arī ļoti svarīgs. Mums noteikti ir jāuzliek tādi nosacījumi, kas izriet no mūsdienu pasaules, un proti arī no tā, ka mēs dzīvojam demokrātijā. Un, protams, tam visam ir arī jābūt liederīgam. Uzskatu, ka visliederīgākais ir investēt, protams, tajās valstīs, kas saskaras ar lielām grūtībām, bet arī tur, kur mēs varētu uzlabot visa kontinenta ekonomiku. Un, proti, mums vajadzētu investēt eh, digitalizācijā. Mums eh, ir jāsaprot, ka uzspiežot eh, taupīgumu politiku, tā kā mēs to darījām pirms desmit gadiem, mēs neko nepanāksim, mēs to jau esam izmēģinājuši. Pēdējais punkts. Uzskatu, ka to vajadzētu uzsvērt attiecībā uz tām valstīm, kas eh, nevēlas pieņemt šo lēmumu. Eh, ko šīs valstis darīs? Ja netiks eh, pieņemts šis plāns, tad Eirozona vienkārši sabruks. No kā tad izriet šī skandināvu, austriešu vai nīderlandiešu labklājība? tā noteikti ir atkarīga no citu zaudējumiem, un šī integrācija viņiem ir ļāvusi kļūt labklājīgiem. Tieši tāpēc mums vajadzētu aiz, aizmirst par nacionāliem aizspriedumiem. Uzskatu, ka kopēju labklājību mēs panāksim tikai tad, kad visi dzīvos labklājībā, Lebretona kungs. Uzskatu, ka tā būtu absolūta vēsturiska kļūda. Šeit mēs pieliktu punktu Eirozonai un arī Eiropas Savienībai. Uzskatu, ka šie jūsu izmantotie argumenti ir vienkārši vēlēšanu spēlītes. Lielas paldies tagad man Odervēlta kungs, EKR. Paldies, priekšsādātāji eh, komisāra kungs, priekšsādātāji kolēģi. Es domāju, ka tas ir par maz teikts, ka uh, koronas krīze uh, būtiski mūs ir satricinājusi, ka tā ir smagākā ekonomiskā krīze. Uh, um, tas ir uh, valdību ziņā un arī Eiropas iestāžu ziņā uh, dot pilsoņiem un uzņēmumiem uh, vajadzīgo drošību, jo citādi viņi noslīg šajā nedrošības uh, cunāmī. Es domāju, ka mums tas ir jāskat arī tādā dinamiskā perspektīvā. Mēs uh, vēl nezinām, kā tas viss beigsies. Varbūt jauni ierobežojumi, uh, un um, varbūt sekas vēl, par kurām mēs neko nezinām, kuras nevaram novērtēt. Tātad šī te dinamika, šīs krīzes dinamika arī ir ļoti nozīmīga. Un mums uh, ir vēl jāraugās, uh, kāds uh, būs šis efekts, kāda būs krīzes ietekme ilgtermiņā. Tas visu laiku ir jānovērtē, un tas pats attiecas uz Brexitu. Uh, Tātad, citiem vārdiem sakot, tagad būs svarīgi, vai šī te noturība, izturība, mūsu sabiedrības, mūsu ekonomikas noturība varēs tikt palielināta. Un pilsoņi un uzņēmumi cieši no šīs nedrošības, un viņi grib, lai šīs te inovatīvās programmas un ekonomikas atjaunotne būtu primārās budžetā. Kas attiecas uz daudzgadu budžeta sarunām, tur, manuprāt, ir ļoti skaidrs tas, ka parlaments eh, jau pirms kādu laiku un jau arī nesen atkal eh, skaidri ir paudis savu viedokli, un eh, parlamentā ir liela vienprātība par to, ko mēs sagaidām. Un, um, arī padomu un komisija droši vien piekritīs, ka ir jādara viss, lai nod, novērstu uh, iestāžu savstarpēju bloķēšanos. Uh, mums vajadzētu darīt uh, visu, uh, kas ir mūsu spēkos, uh, lai to novērstu. Un, ja tas uh, notiks, tad uh, būs tāda patiesi reāla uh, nedrošību, un tad tās būs Eiropas iestādes, kas vēl veicinās, uh, kavēs šo te uh, ekonomisko un sociālo atgūšanos. Paldies, tagad Obrī kundze no uh, Zaļo grupas lūdzu. Obrī kundzei vārds Goja grupa. Pašlaik, kamēr mēs debatējam, padome slepeni apspriežas par to, ko jūs saucat par Eiropas atveseļošanas plānu. Kā jūs iedrošināties runāt par šo atveseļošanas plānu, ka šos līdzekļus vajadzēs atmaksāt un tos vajadzēs atmaksāt Eiropas tautām? Uh, Galu galā mums nav pietiekamu pašu resursu. Mēs nevaram šeit visu sadalīt starp aizdevumiem un subsīdijām. Galu galā tās būs Eiropas valstis, kurām vajadzēs atmaksāt šos parādus un, protams, ka rēķins tiks piestādīts pilsoņiem. Kā jūs varat runāt par atvesaļošanas plānu, ja šeit ir runa par tikai nieka 1,4% no IKP, ja būtu vajadzīgi tik 8% tikai 2020. gadā? Kā jūs varat runāt par atvesaļošanas plānu, ja līdz 2023. gadam mums nepietiks līdzekļu? Jā, it kā šai palīdzība tiks piešķirta vēlāk. Mm, paralēli Eiropas budžets visticamāk tiks samazināts, un tieši no tā mēs baidāmies. Tātad mēs vienkārši naudu pārliekam no vienas rokas otrā. Kā jūs varat runāt par atvesaļošanas plānu, ja nav organizētas demokrātiskas debates par to, kādā virzienā šis plāns ies? Eiropas parlaments nav varējis paust savu viedokli par to, ka šis eh, plāns būtu jāvēlta sociālām un vidas reformām. Galu galā mēs redzam, ka mm, miljoniem cilvēku tiek atlaist Eiropā tādos uzņēmumos kā Nokia, Sanofi vai Airbus. Neviens nav runājis par sociālām reformām. Vienīgais, par ko mēs esam pārliecināti, ir tas, ka komisija atkal varēs uzspiest taupīgumu politiku valstī. Eh, Fonder Elainas kundze ir ļoti skaidri izteikusies par to, ka eh, tā vēlas mm, ieviest budžeta kontrolas procedūras, tātad eh, panākt vēl lielāku taupīgumu. Uh, šī atveseļošana varbūt izriet no jūsu liberālās politikas, nevis no ekonomikas. Te ir runa par tādu kā e, komunikāciju paziņojumu, lai vienkārši liktu mums norīt šie, šie šo, e, šo rūkto tableti. Mums e, ir vajadzīgi pasākumi, lai varētu reaģēt uz šo krīzi. Mums šeit ir jāiesaista centrālā banka, mums vajadzētu atlaist parādus, mums ir vajadzīgs arī plašs rekonstrukcijas un uh, vīdes atvesaļošanas plāns, liekot maksāt piesārņotājiem un miljardieriem. Lūk, kas mums ir vajadzīgs. Um, plāns ir īstenošana, tas nav kaut kāds uh, tēla veidošanas pasākums vai reklāmas plakāts. Jums vajadzētu rīkoties. Jums vajadzētu rīkoties, lai tas viss beigās nav par vēlu mūsu tautām un arī planētai. Lielas paldies! Nākamais runātājs pie politiskajām grupām nepiedarošo deputātu vārdā. Paldies, priekšādātāji! Mēs visi, protams, saprotam, cik svarīgi ir pieņemt šo pakotni jau nākamgada, nākamās nedēļas padomē. Daudz šeit atsaucas uz solidaritāti, bet aprīlī eiro obligācijas ideja Eirogrupā tika vienkārši nogalināta. Un tika runāts par to, ka parādus varētu pārnest no valstu līmeņa uz Eiropas līmeni. Šādā veidā parāds tiek vienkārši pārlikts, un līdz ar to recesiju izmaksas tiek absorbētas no valstīm uz Eiropas Savienību. Atvesaļošanas plānā tā pašreizējā versijā es neredzu garantijas, ka līdzekļi patiešām nonāks pie tiem pilsoņiem un uzņēmumiem, kuriem tie ir visvairāk vajadzīgi Eiropā. Tāpat arī neredzu nekādas garantijas, ka šis plāns nepalielinās dalībvalstu parādus kas beigās varētu novest pie taupīguma un pie sociālās nevienlīdzības padziļināšanās. Man arī nepatīk ideja, ka šos līdzekļus izdala valdības, kuras, eh, kurām savukārt mm, noteikumus diktē milzīgi uzņēmumi vai arī vietējā oligarhija. Kā mēs varēsim sagaidīt, ka šādos apstākļos līdzekļi nonāks pie tiem, kuriem tie patiešām ir vajadzīgi. Šīs garantijas vajadzēja iekļaut šajā plānā pirms tiek pieņemts šis atvesļošanas plāns vai arī DFS. Lielas paldies! Tagad došu vārdu Mišela kungam, lai viņš varētu atbildēt uz šiem komentāriem. Paldies, priekšādātāji, godāmie kolēģi! Lielas paldies par eh, visiem šiem izteikumiem! Es eh, īsti nesapratu, kādus argumentus izmantoja Moresen kungs. Es eh, domāju, ka šeit jau ir bijusi sadarbība starp visām trīs iestādēm, un tā ir tādā bezprecedentā sadarbība. Mēs darīsim visu, lai mēs varētu eh, panākt savus eh, mērķus. Mēs noteikti mobilizēsim šo jau tā ļoti ciešo dialogu. Uzskatu, ka visiem vajadzētu būt radošiem, novatoriskiem, vajadzētu vērsties pie pārējiem. Nevajadzētu būt tā, ka mēs eh, viens otram tikai pauz, paužam draudus. Es eh, uzskatu, ka mums ir vajadzīga tāda vienošanās, kas iekļautu ārkārtīgi skaidrus mērķus. Tātad mums ir vajadzīga stabila, eh, tāda pamatīga Eiropa. Mēs nevaram šeit grimt ilūzijās, ka mēs varēsim visu atrisināt tikai vienā nacionālā valstī. Mums ir vajadzīgas, protams, spēcīgas valstis, kas var stāties pretī izaicinājumiem, bet mums ir arī vajadzīga Eiropa, kas skatītos nākotnē ar ļoti skaidru vīziju. Mums ir šī ļoti skaidrā vīzija. Mēs eh, zinām, ka mums ir svarīga vides aizsardzības Eh, darba kārtība, tāpat arī mums ir jādomā par digitalizāciju, un, protams, ka mums nāksies pieņemt arī lēmumus par nākamo gadu budžetiem. Šeit mums, protams, būs jāņem vērā arī Covid radītās sekas, un tas mums ir jādara paralēli šim atvesaļošanas plānam. Uzskatu, ka mums ir vajadzīga transformācija Eiropas projektā. Jums ir taisnība, kas izteicās par pašu resursiem. Mums Varbūt ir jāsaprot, ka politiskā ziņā šīs debates ir sarešķītas, tāpēc, ka mūsu viedokļi par pašu resursiem atšķiras. Es saprotu, ka gan padomē, gan arī eh, parlamentāri pārstāvētas ļoti dažādas politiskas ģimenes, un tām ir ļoti atšķirīgi viedokļi. Uh, Eh, paldies Lamberta kungam, kurš tā ļoti eh, realistiski pateica, ka vairākums nav tas pats, kas vienprātība. Vairākums ļauj mums spērt solus priekšu. Un es eh, Esmu dzirdējis to šeit parlamentā. Jā, protams, mums ir vajadzīgs šis parlamenta vairākums, tas ir tāds iedrošinājums, ko es ņemšu vērā. Un padomē mums savukārt ir jāstrādā pie vienprātības panākšanas. Tas nav vienkārši. Mums ir jābūt ambicioziem un tieši tāpēc mums būtu jābūt arī mobilizētiem. Eh, tagad par eh, mūsu vērtībām un par tiesiskumu. Daudz jau par to runāja, eh, ka mums ir šīs pamatvērtības, kas ir Eiropas projekta mugurkauls, un noteikti, ka šajā brīdī mums to būtu jāņem vērā, lai mēs varētu iet pareizajā virzienā. Noslēgumā vēlos norādīt, ka šī krīze mums ir parādījusi, ka labklājību mēs nevaram mērīt tikai pēc viena indikātora, teiksim, kvantitāte vai pieaugums. Jau eh, daudzus gadus mēs eh, mēram eh, šo labklājību ar IKP. Uzskatu, ka ar to nepietiek. Mums ir jāskatās, kā tieši jūtas Eh, pilsoņi eh, dalībvalstīs, vai viņi sajūt, ka viņu dzīve ir uzlabojusies salīdzinājumā ar um, iepriekšējiem gadiem. Mums varbūt vajadzētu padomāt, vai šādi indikātori nebūtu piemērotāki. Mēs varētu veikt sociālas, ekonomiskas reformas, un šādā pavisam demokrātiskā veidā mēs varētu noteikt mērķus. Mēs varētu ierakstīt mērķus mūsu Eiropas plānā, teiksim, ko mēs vēlamies sasniegt izglītībā attīstībā vai vidas aizsardzībā, kā mēs vēlamies uzlabot eh, medicīnas aprūpi, un eh, tas viss būtu jādara bez diskriminācijas. Mēs varētu šeit ieviest parametrus, kas mums ļautu izvērtēt progresu. Uzskatu, ka tas mūs vienotu, nevis šķeltu. Paldies! Paldies! Eh, padoms priekšstādātājiem. Tagad mēs turpināsim diskusijas. Nākamais runātais Novakova kungs viena minūte. Paldies, priekšstādātāja kungs. Es uzstāšos manā dzimtajā valodā, bulgāru valodā. 60 sekundes nav pietiekamas īstai runai, bet mēs, bulgāri, domājam, ka jārunā skaidri īsi, lai Vācijas prezidentūrai izdodas pārvarēt krīzi, kas ir COVID-19 krīzi un uh, lai izdodas pārvarēt arī citas krīzes. Prezidentūras uh, mērķi ir glābt uh, cilvēku dzīvības un uh, arī attīstīt ekonomiku. Man liekas, ka uh, Covid-19 ir uh, arī ietekmējusi uh, daudzus. Es gribu uzdot visiem jautājumiem par kolēģiem, kas grib uh, balsot par mobilitāti, vai jūs uh, esat to uh, izlasījuši. Jūs sakat, ka jūs aizstāvēsiet strādājošo tiesības, bet šajā gadījumā tās ir tiesības uz darbu un atmaksu, bet šeit jūs nesasniegsiet vidas mērķus, ja tukšas automašīnas brauks pa Eiropas ceļiem. Mums ir jāpārdomā vēlreiz visa pakotne, ja uh, autobraucēju un smago automašīnu uh, šoferu uh, tiesībās netiks uh, panāktas lielas izmaiņas. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs Benefēkungs. Priekšsēdētājkungs, es gribu pavisam skaidri teikt, komisijas priekšlikums parlaments skatījumā ir tikai sākums, un ja jūs domājat, ka Eiropas parlaments visu pieņemts, tad maldaties. Eiropas parlaments var noraidīt jebkuru tekstu, kas nav labi izstrādāts. Mums ir jābūt drosmīgiem šodien tūkstošiem pilsoņu, kas ir no pandēmijas cietuši, sagaida to no mums Tikai ar kopēju darbu mēs būsim spēcīgāki un varēsim pārvarēt krīzi, tādēļ mums ir nepieciešama pašu līdzekļi. Un tāpat arī uh, nodevs, kurus maksātu tīkla uh, lielie uzņēmumi. Tam ir jānotiek pilsoņu labā. Mēs saskaramies ar milzīgiem politiskiem izaicinājumiem, un mums jābūt pilnīgai skaidrībai, kurā uh, pusē mēs esam, mēs esam pilsoņu pusē, un tagad padomēji tas ir uh, jāpierāda. Paldies! Nākamais Vilemska kungs. Dāmas un kungi, tagad uh, pēc uh, vairākiem mēnešiem, kad viss tika apturēts, tad mēs redzam, ka Eiropas Savienība sāk darboties jomās, kas ir būtībā neliederīgas, un mēs redzējām kā darbojās Eiropas Savienība krīzes laikā, un secinājums bija tāds, ka tur, kur nacionālās valsts ver iespējams darbojas, tur krīzes pārvēršana notiek labāk nekā šeit. Un, principiāli, arī tiek izdarīts sit secinājums, ka Eiropas Savienība bieži nevis problēma risinātājs, bet gan uh, problēma pātrinātājs. Globalizācija ir ant atbildīga par vairākām problēmām runājot. Un tieši šajā kontekstā runājot par finanšu ietveru un vēl pēc koronas krīzes vēl vairāk naudas un kompetences piešķirt Briselē, tas ir nepareizs veids. Un uh, es, kā Austrijas pārstāvis, varu teikt, necentu vairāk Briselē, atgriezīsim kompetences nacionālajām valstīm, un tas ir šis pareizais veids, pa ko iet. Paldies, nākamais runātājs Andresen Kungs. Jā, laiks, laiks ir nepieciešams. Zaļo partija raudzīsies uz nākamās nedēļas sanāksmi. Mēs gribam zināt, kā 1,8 miljārdi eiro tiks izmantoti. Tam ir jāatbilst Parīzes vienošanās tekstiem, nedrīkst vairs veicināt fosilās enerģijas izmanto, izmantošanu tiesiskums, demokrātijas pārkāpumi, tos nedrīkst pieļaut. Un ir jādod nauda drīzāk pilsētu domu vadītājiem un nevalstiskām organizācijām. Mēs nevaram Eiropa padomas laikā pieļaut kompromisus demokrātijas un vidas mērķu sasniegšanai. Nesamaziniet uh, budžetu tikai, lai četras ambiciozās valstis tiktu apmierinātas. Nauda ir nepieciešama demokrātijai. Klimata mērķi ir ilgtermiņa mērķi, tos nedrīkst ierobežot 3-4 gadu ar redzējumā. Esiet drosmīgi un esiet atbildīgi. Paldies! Paldies, nākamais runātājs Karāla kungs minūti. Paldies, priekšsētājs kundze. Es domāju, ka ir izšķirīgi nozīmīgi, kā notiks nākamā Eiro padome, kā attīstīsies valstu izpratne, kā mēs varēsim solidāri veidot daudzgad finanšu schēmu un Eiropas budžetu. Eiropas parlaments ir izteicis savus priekšlikums. Mēs vēlamies naudu reālai ekonomikai, ilgspējīgām investīcijām un vēlamies arī samazināt šo nodokļu konkurenci starp dalību valstīm. Padomē mēs redzam vēlmi vienkārši visu samazināt un dot priekšrocības tiem, kam jau tā tādas ir. Mēs raugamies, kādi instrumenti ir no taupības plāna pārņemti. Arī Eiropas centrālā banka ir jau nāk uz klājā paziņojumiem Federālā kanclera un Fonderlaina kundze eh, šeit uzsvēra, eh, ka ir eh, jāvirzās uz priekšu. Paldies, nākamā runātāja Nīblers kundze. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Komisijas vicepriekšsēdētāja kungs, dargie kolēģi un kolēģis, par budžetu runājot par budžetu dalībvalstis diskutē, un tādas diskusijas vienkārši nav iespējams. Murisāna kungs arī runāja par to, ka tas vaina Eiropas Savienību un vājina arī parlamenta iesaisti, un to mēs nevaram akceptēt. Otrais - atvesļošanas plāns. Mums ir nepieciešams ambiciozs plāns divu iemeslu dēļ. Miljoniem strādājošie ir bez darba un miljoniem tagad strāsās saīsināt darba nedēļu. Un es domāju, ka uzņēmumi, kas bankrotē, zaudē darba vietas vēl pirms saņem palīdzību no Eiropas. Un tā tas nedrīkst būt tādēļ mums ir nepieciešama ātra vienošanās. Otrkārt, ja tagad uh, taupīsim, tad uh, galu galā varbūt maksāsim dubult vai trīskāršu cenu. Tagad jāraugās, lai mums būtu definēti nākotnes mērķi lai mēs investētu mūsu pilsoņos, infrastruktūras attīstībā un līdzīgos projektos. Un mūsu bērniem jāatstāj ne tikai uh, parādi, proti atmaksas plāns. Un uh, vēl pirms šīs finanšu uh, Uh, vēl šī, pirms šī finanšu perioda noslēguma jāsāk jau ar uh, atmaksas uh, maksājumiem. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs Sančes kungs. Ora? Sí. Gracias. Paldies, priekšādātāji. Mūsu Eiropas integrācijas projekts pašlaik ir ļoti izšķirošā brīdī, un tam ir vajadzīga vēsturiska atbilde. Vācijas prezidentūra ir tā, kurai nāksies nākamajā samitā darboties ļoti drosmīgi, lai visi eiropieši pēc šīs krīzes varētu iziet neaizmirstot par nevienu, un šim atvesaļošanas plānam ir jāstājas spēkā pēc iespējas ātrāk. Protams, mums ir jārunā arī par pašu resursiem, lai mēs varētu atdot šo naudu un lai nauda galu galā nonāktu pie tiem pilsoņiem un uzņēmumiem, kam tā ir visvairāk vajadzīga. Protams, mums ir jāpieņem arī ļoti drosmīgs migrācijas plāns, un šeit vajadzētu paredzēt legālo migrāciju, kas ir vislabākais instruments, lai cīnītos pret nelegālo migrāciju. Merkels kundze bija gana drosmīga, lai uzņemtu tūkstošiem migrantu 2015. gadā. Tagad eh, viņa kopā ar Fonderlainu, divas vācu sievietes, eh, maina vēsturi. Un šķiet, ka te varētu mēs izdarīt salīdzinājumu ar eh, Viliju Brantu un Helmutu Kolu. Paldies! Minute, Paldies, nākamā runātāja, Hutasārs Kundze, lūdzu. Priekšsādātāji. Priekšsādātāja kungs, pagājuši mēnesi komisijas. Uh, Tiešsaist vietnā uh, bija rakstīts, mums nav jāfinansē mūsu projekts tikai aizņemoties, un tagad uh, tas ir dzēsts. Tiesiskums ir uh, burtiski kā uh, joks Eiropas Savienībā, jo Eiropas Savienība to uh, neievērš, neievēro. Un jautājums, no kurienes tad nauda uh, tiek ņemta un kam dota, Fonderlainas kundze uh, uzsvēra, ka dalību valstīm nevajadzētu domāt tikai par uh, pašu labumu, bet par kopējo labumu. Bet kas tad ir šis kopējais labums? 2011. gadā tās bija Francijas un Vācijas bankas, un tagad mums vajadzētu atbalstīt uh, Itālijas un Francijas bankas. Cik daudz uh, valstīm ir jāuzņems parādus pirms uh, šis uh, trakums beigsies? Nākamais runātājs Kormāna kungs minūti. Dārgie kolēģi, vēsturisks brīdis ir, kurā atrodamies, un kā tad neievērot to, ka demokrātiska sociāla klimata krīze ir un mūsu institūcijām jāaizstāv eiropieši to darba vietas un ekonomika, nenovēršoties no klimata saglabāšanas mērķiem. Uh, Eiropas un finansējuma iespējas tiks diskutēts Eiropadomas sanāksmē, diskutējot un mēs redzam, ka bez paša līdzekļiem mēs esam tā kā dalību valstu varā un pašu līdzekļi dot mums iespēju politiski rīkoties. Tātad mums ir jāsaglabā mūsu uh, uh, pastāvēšana kā vienībai un kā vēsturiskam uh, aktierim. Visādi citādi uh, pazudīsim, par to priecāsies tikai populisti un Eiropas idejas uh, ienaidnieki. Tāpat arī uh, to in, tie priecāsies, uh, kas spekulē ar mūsu vājumu, un tas nāks uh, iedzīvotājiem tikai par ļaunu. Paldies! Paldies, nākamais runātājs Tajānīkungs, priekšsēdētājs kundze. Mēs redzam, ka uh, Covid krīze uh, apdrauda mūsu uh, attīstību. Ir labi, ko uh, dara Eiropas centrālā banka, uh, ir ļoti labi, ko dara uh, institūcijas, un Itālijai vajadzētu izmantot uh, līdzekļus. Uh, arī, lai uzlabotu veselības aizsardzības sistēmu, lai varētu labāk pārvarēt iespējamo otro koronas krīzes vilni. Uh, 17. un 18. jūlija Eiropadomas sanāksmē jāaizstāv sākotnējais komisijas priekšlikums un tās Ziemeļvalsts, kas tic, ka tās vienīgos pasākums var samazināt izaugsmai Tās maldās mums ir nepieciešams investīcijas, aizdevumi, lai lauksaimniecība, rūpniecība, mazie vidēji uzņēmumi varētu pierādīt, ka varēs um, darboties un uh, tas būtu bīstami, e, ja uh, vēlamies uh, Eiropas Savienību attīstīt veiksmīgi. Paldies! Paldies, nākamā runātāja Markaša kundze. E es gribētu uh, pievērsties šim komisijas priekšlikumam par daudzgadu budžetu. Komisijas priekšlikums ir inovatīvs, radošs, atzinīgi tas jāvērtē, jo ir atrasts pamats Eiropas atbilst, atbildēji krīzei. Tādai atbildēji, kas ir nepastarpināta tieša un kas ir saistīta ar iespējumu ekonomikas uh, atjaunotne 124. pants līgumos tiek izmantots, tas padomai arī ir jāuzklausa, tas ir tas pamats, kas pārāk lēni tiek izmantots. Eiropas parlaments vairākumā ir radis vienošanos, un mēs redzam, ka steidzami jāatrod vienošanās Eiropadomas lēmāk, tajā būtu pragmatiskai, bet nedrīkstam apdraudēt nākotni. Uh, Eiropas atvesaļošanas plāns nozīmē, ka ir nepieciešams um, daudzgadu budžets, kas ir nākotnes uh, pauģu attīstības pamats. Paldies! Paldies, nākamais runātais Pīperkungs. Paldies, uh, priekšstādātājs kundze, Šefkovičs kungs. Šefkovič kungs. 750 miljārdi eiro un papildus ES budžets, tas ir milzīgs politisks atbildīgs jautājums, arī atbildība par to, lai šī nauda tik izmantota liederīgi, un tas nozīmē tikai solidāri palīdzēt pēc koronas krīzes pārvarēšanai, lai mēs varētu mūsu jauniešu nākotni veidot un investēt arī mūsu zaļajā programmā. Man, diemžēl, ir maz ticības eh, Eiropas eh, semestrim. Eh, Mišela kungs vairs nav zālē, lai par to diskutētu. Un ceram, mm, ka finanšu sarunu laikā tas būs savādāk. Eiropas semestris. Tas praktiski nu, ir ļoti plaši izmantojams, un tas nozīmē, ka valdības, kas nav veikušas reformas, par to nemaksās. Mēs prasam, lai Erasmus, cirkulārā ekonomika, digitalizācija un citi tiktu veicināti. Mēs vēlamies, lai Eiropas parlamentam būtu veto tiesības. Dāmas un kungi, Eiropas pievienotā vērtība un Eiropas semestrs tās nav pretrunas, un uh, garantēt to varēsim tikai plašāk iesaistot Eiropas parlamentu. Paldies! Paldies, nākamais runātājs Tanga kungs, vienu minūti. Dank u wel, voorzitter. Paldies, priekšsādātāji koronas ierobežojuma laikā un šādos ekonomikas grūtības apstākļos cilvēki grib risinājums un nevis strīdus starp ziemeļiem un dienvidiem. Un uh, eh, startautiskie uzņēmumi ir tie, kas iegūst no atbalsta pasākumiem, viņi iegūst no investīcijām Eiropas uh, ekonomikā un gandrīz nekad nemaksā nodokļus. Uh, Ļausim viņiem maksāt eh, par eh, tādu kā abonementu par iekšējo tirgu, vienoto tirgu un eh, maksāt par viņu radīto piesārņojumu un nevis, ka par to maksā vienkāršie nodokļu maksātāji. Jā, protams, tas ir būtisks apjoms naudas mums ir jāpadara mūsu darbība tāda ekoloģiska un ilgspējīga. Mēs nedrīkstam kaitēt cilvēkiem un videi Un eh, tāpēc es aicinu eh, Ruti um, um, izvēlēties uh, cilvēkus, lai viņi saņem labumu un nevis starptautisko uzņēmumu. Es aicinu viņu izvēlēties ilgtspējīgu un labklājīgu Eiropu un Nīderlandu. Paldies! Thank you, Madam Hol. Paldies, tagad Holmajers kundze, vienu minūtu lūdzu. Priekšsādātājs kundze, komisijas vicepriekšsādātāja kungs, dārgie kolēģi. Mēs uh, tagad saskanamies ar milzīgu finanšu paketi un gribētu skaidri pateikt, ka Eiropas ekonomikas uh, koordinācijas pusgads tam nav piemērots. Mēs jau redzam tiesiskuma jomā, kā dalība valsts izturas pret eh, komisijas ieteikumiem. Mums ir vajadzīgas konkrētas iespējas, lai mēs kā Eiropas parlaments varētu kontrolēt naudu, naudas plūsmas, projektus, lai to visu varētu izsakot, pārbaudīt vai nu to um, darītu nozaru komitejas vai budžeta kontrolas komiteja. Tas nav tik svarīgi. Mums ir jāizkļūst eh, no Eh, tādas eh, situācijas, kad eh, finanšu un budžeta dati ehm, tiek sūtīti bez maz vai ar faksu. Mums ir vajadzīga tāda sistēma, kas digitāli nosūt šos datus un arī uh, um, publisko uh, patiesos uh, labuma guvējus, lai nebūtu kā līdz šim, ka mums ir mēnešiem ilgi jāgaida uh, informācija, ka mums pašiem ir jādodas medīt informāciju, mums ir vajadzīga pienācīga informācija par projektiem un to finansējumu. Thank you. Paldies, Kāras kungs, vienu minūtu lūdzu. Priekšsēdētāji, dāmas un kungi, valsts un valdības vadītāja tikšanās ir lakmusa tests pieciem mērķiem, solījumiem, kurus Merkels kundze šodien nosauca. Šis parlaments atbalsta šo te pamat pieeju Vācijas prezidentūrai. Bet to mēs nevaram teikt par visām valsts un valdību vadītāju piezīmēm Es aicinu visus orientēties pēc Merkeles runas. Mums nevajadzētu eh, taupīt eh, šajos piecos mērķos, ko nosauca Merkle. Eh, tātad kohēzija, digitalizācija, vīdes aizsardzība un tā tālāk ja mēs neatzīsim, ka laiks vairs nav atlicis daudz, tad mēs uh, neredzēsim uh, Uh, šīs te dažādās sekas, kādas varētu būt uh, šai krīzai un globāliem izaicinājumiem, ja mēs uh, neatzīstam, ka ir nepieciešams tāds drosmīgs akts, ka ir vajadzīga solidaritāte, tad mēs arī neapzināsimies, kādas sekas tam var būt uz nākotni. Un uh, ja kāds bloķē vai vilcina visu šo procesu, tas mm, kļūst par līdzvainīgu nākamo paauģu priekšā Eiropā. Sociālās eh, sekas eh, būs milzīgas, jo šie aizņēmumi būs jāatmaksā visiem eiropiešiem. Tagad Kristoforo kungs, viena minūte, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, domāju, ka nākamajai Eiropadomēji um, ehm, tā tiksies un tā kļūs par tādu vēsturisku um, padomi, par vēsturisku brīdi. Mēs šeit runājam par uh, Eiropas Savienības vēsturi. Te nav runa tikai par atbalsta paketi, te ir runa par to, vai Eiropas Savienība varēs uh, virzīties uz priekšu, vai tā to spēs, un vai spēs nodrošināt Eiropiešu nākotni. Un tur es varu tikai piekrist iepriekšējiem runātājiem. Tagad uh, cirst plaisu starp ziemeļiem un dienvidiem. Nu, nav jēgas, ja dienvidi bankrotēs, tad uh, arī ziemeļiem labi neklāsies. Tās ir uh, ūdens uz populistu dzirnavām par to runāt. Es piekrītu, ka mums ir jārespektē tiesiskums, uh, vērtības un principi. Uh, Tie ir mūsu pamatu pamati, un mēs nedrīkstam pieļaut, ka ir valsts, kas tos pārkāpj, kā piemēram Turcija, kas visu laiku pārkāpj Eiropas vērtības, turklāt eh, viņi provocē arī mūsu reliģiskās jūtas. Te ir runa par kristietības eh, simbolu Agija Sofija. Un tur jāsaka, ka tas mums ir ļoti būtiski. Mums eh, vajadzētu izslēgt Turciju no nākamās daudzgad finanšu schēmas. Paldies! Paldies! Tagad viena minūte Lūtgen kungam lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Atjaunotnes plānu nevarēsim īstenot bez pilsoņu uzticības, kas ir jāatgūst. Ir vesela virkne eh, valstu, kur eh, ir šī uzticība un citur nav, un mums ir eh, jāatgūst Eiropas vadība pārtikas drošības, digitalizācijas jomā, arī veselības jomā, to nesen piedzīvojam. Uh, Tātad mums ir jāpievēršas šiem sektoriem, lai dotu vairāk spēka Eiropai, un uh, šajā atjaunotnes plānā būtu jābūt arī vairāk pašu resursiem. Tur varētu būt runa par uh, uh robežu uh, oglekļu nodokli vai tam līdzīgiem priekšlikumiem. Tātad uh, Ir jābūt arī lielākai autonomijai, Eiropas Savienībai lielākai suverenitātei, lai izvairītos no zinām dalībvalstu šantāžas, kas uh, uz spēles liek visu Eiropiešu nākotni. Un, um, ja radīsim šādu jaunu neatkarību un suverenitāti, tad gūsim arī lielāku uh, Eiropiešu uzticību, un tas dos jaunu elpu visai Eiropas Savienībai. Paldies! Paldies, tagad vienu minūtē ar kūkundze. Virkunens kundze, lūdzu. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Runājot par Eiropas nākotni, eh, tur mums ir jārisina trīs jautājumi. Pirmais jautājums eh, - Eiropas atbilde uz ekonomikas krīzi. Nākamā nedēļa mums ir jāsniedz sava atbilde un jārēģē. Mēs visi esam viensprāts, ka mums ir vajadzīga kopīga atbilde bet mums ir jānodrošina, lai uh, investīcijas būtu pēc iespējas efektīvāks, lai atbalstītu ilgspējīgu izaugsmu ar šīm investīcijām. Te pašā laikā mums ir jāraugās, kā tiks atmaksāti šie aizdevumi. Aizņēmumi. Mums arī jānodrošina, dalībvalstīm jānodrošina uh, tiesiskuma ievērošana visās dalībvalstīs. Es ceru, ka Vācija uh, Uh, strādās pie tā, lai nodrošinātu uh, tiesiskuma uh, priekšnosacījumus atbalsts sniegšanai. Ir jāsaglabā mūsu principi, jābūt tiem uzticīgiem. Mums joprojām arī nav kopīgs nostājs par migrāciju, un es ceru, ka Vācijas vadībā mēs tādu varēsim rast turmākajos mēnešos. Paldies, tagad došu vārdu Šefkoviču kungam. Thank you. The... Paldies! Paldies visiem deputātiem, kas izteicās. Es uh, izteicos diezgan plaši savā ievadā, tagad noteikti nerunāšu tik ilgi. Vēlējos vienkārši reaģēt uz uh, tiem jautājumiem, kas uh, parādījās visbiežāk deputātu izteikumos. Pirmkārtām, tas, ka šis jautājums ir tik steidzams, par to runāja Muresena kungs, Lambert kungs, Eh, Andersens kundze, kas visu laiku atsaucās uz laiku, un arī Tajānī kungs eh, par to runāja. Viņš teica, ka ir pienācis brīdis nosūtīt tādu spēcīgu signālu. Es viņam piekrītu, tā ir kļuvusi par mūsu līderu prioritāti. Mums patiešām ir jāpanāk vienošanās eh, nākamajā samitā. Tas noteikti būtu pats labākais signāls, pati labākā reakcija, ko mēs varētu sniegt mūsu pilsoņiem. Šādā veidā mēs varētu nodrošināt darba vietas, un es domāju, ka tas būtu arī uh, labs signāls mūsu globālajiem partneriem, industrijai, visai pasaulē. Mēs varētu parādīt, ka Eiropa ir atgriezusies. Mēs uh, izējam no krīzes, mēs ieviešam jaunu politiku, un pēc krīzes mēs būsim vēl spēcīgāki nekā pirms tās. Otrais. Uh, komentāru lokus atsaucās uz sociālajiem aspektiem, uz to, ka šai politikai vajadzētu atbalstīt um, zaļo un digitālo ekonomiku un ka to visu vajadzētu sasaistīt ar elastrošību. Es vēlētos uh, vērsties pie visiem deputātiem un vēlētos norādīt, ka atveseļošanās plānus gatavos pašas dalību valstis. Protams, mēs vēlamies nodrošināt, lai šie uh, Eh, problēma jautājumi, kas eh, ir parādījušies visās valstīs gadu gaitā, tiktu atrisināti. Mūsu mērķis ir atbrīvoties no šīm problēmām, un tad mēs būtu arī sasnieguši šo izturību, visas dalībvalstis kļūtu spēcīgākas, tāpat kā arī pati Eiropas Savienība. Protams, ka komisija veiks dialogu ar dalībvalstīm, un mēs esam gatavi arī informēt Eiropas parlamentu. Mēs vienmēr tā esam rīkojušies, esam darbojušies gan konsultāciju, gan struktūrētā dialogu procedūrā, tāpat arī ir bijušas uzklausīšanas, ja runa par Eiropas pusgada procesu Un, protams, ka Eiropas parlaments varēs arī uzraudzīt visus mūsu izdevumus. Mēs jau tagad rīkojamies tieši tādā pašā veidā, pārskatot katru gadu mūsu um, līdzekļu izlietojumu. Tāpat arī vēlos atsaukties uz eh, Obrī kundzes, Pīpera kunga un arī Homairas kundzes eh, jautājumiem. Viņi vēlējās, lai šis eh, process būtu cauredzams un lai Eiropas parlaments varētu atbilstoši veikt savu lomu. Vēlos norādīt, ka mūsu līderi un prezidenti tie, kas saskaņā ar 324. pāntu. Un kā jau esmu norādījis, esmu gatavs nākt klajā ar priekšlikumu institucionālai deklarācijai. Šeit mēs varētu ieviest patiešām skaidru ietvaru. Mēs varētu parādīt, kā tieši mēs saredzam šo sadarbību starp institūcijām. Mēs varētu runāt arī par eh, svarīgiem īstenošanas aspektiem nākamās paaudzes eh, Eiropas Savienībai un arī DFS. Tagad vēlos atsaukties uz eh, Virkunenes kundzes, Benifei un arī citu jautājumiem, kas runāja par pašu resursiem. Uh, Nu, dienas šis jautājums ir ļoti svarīgs. Mums vajadzētu nākt klajā ar jauniem veidiem, kā mēs atmaksāsim šo eh, finanšu tirgos iegūto naudu un kā mēs varēsim tikt galā ar eh, šo slogu. Mēs esam runājuši par izmešu tirzniecības eh, schēmu, arī par Uh, oglekļa pielāgošanas instrumentu. Tāpat arī mēs esam runājuši par vienotā tirgus uzņēmumiem, par digitālajiem nodokļiem. Un, protams, mēs turpinām runāt arī par plasmasas nodokli un arī par citām idejām, kas ir parādījušās šajā sarunu un diskusiju procesā. Mēs vēlamies jums ieteikt sākt darbu pie ceļu kartes. Mēs vēlamies izvērtēt kad tieši un kādā veidā mēs eh, diskusēsim, diskutēsim par šiem potenciālajiem eh, pašu resursiem. Uzskatu, ka tas ir būtiski ne tikai šajā parlamentā, bet arī dalībvalstu parlamentos. Kā jau jūs zināt, ja mēs vēlamies paaugstināt eh, griestus pašu resursiem un finansējumam, tad mums ir vajadzīgs visu dalībvalstu parlamentu atbalsts. Noslēgumā es vēlētos pateikties par jūsu pausto atbalstu, par jūsu gatavību vest sarunas tik dinamiskā veidā, jo eh, tas noteikti būs ļoti noderīgi nākamā pusgada laikā. Es labprāt atkal ar jums vedīšu sarunas un noteikti nodrošināšu, lai Eiropas parlamenta loma tiktu saglabāta. Lielas paldies vicepriekšādātājiem Šefčovičam. Kolēģi, kopējās debatas ir beigušās un mēs eh, sēdi pārtraucam līdz pulkstens 19. Paldies!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

1, 2, 3. Attiecīgie lēmumi tiks publiskoti protokolā un stājas spēkā no izziņošanas dienas. Atbildīgās Francijas iestādes ir iesniegušas pieprasījumu priekšsēdētājām parlamentārās e, imunitātes atcelšanai Jean-François Jāk kungam lai varētu īstenot tiesību sargājušo iestāžu izmeklēšanu. Saskaņā ar reglamentu šis pieprasījums tiek pārsūtīts juridisko lietu komitejai. Ar to esam nonākuši pie padomus un komisijas paziņojumu par visaptvarošo savienības politiku, nelikumīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanai, komisijas rīcības plāns un nesenā notikuma attīstība. Vēlos norādīt kolēģiem, ka šajās debatēs nebūs iespējama brīvā mikrofona procedūra vai zilās kartītes jautājumi. Un tad sveicu komisijas vicepriekšsēdētāju Valdi Dombrovski un padoms vārdā Mihailu Rotkungu kuram tad pirmo reizi varu dot vārdu lūdzu. Vārds jums. Jā, vielen dank. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi, de deputāti. Man šī premjera šodien, kaut arī 22 gadus esmu deputāts, savas valsts parlamentā un septiņus gadus valsts sekretārs Eiropas lietās. Tomēr nekad vēl neesmu ticis pie šī goda uzstāties Eiropas parla parlamentā, un es to nedaru šobrīd savā vārdā, bet gan es padoms vārdā. Priecājos jau gaidot turpmāko mēnešu sadarbību, sagaidu konstruktīvu un vienlaicīgi arī kritiski svarīgu sadarbību šajā grūtajā laikā. Naudas atmazgāšanas eh, un terorismu finansēšanas apkarošana ir viens no centrālajiem tematiem Vācijas prezidentūrai. Kā jau zināms, šis temats arī padomē kopumā ir ļoti aktuāls. Parlaments, padome un Eiropas komisija pēdējos gados ir cieši sadarbojušies, lai nonāktu pie efektīvas sistēmas naudas atmazgāšanas un terorismu finansēšanas apkarošanai. Esam spēruši ievērojams soļus uz priekšu, tā skaitā likumdošanas jomā, un tas e, viennozīmīgi arī pateicoties jums, deputāti. E, protams, Šeit jāpiemina banku pakete, banku uzraudzības iestāžu regulējums, kā arī jaunie noteikumi attiecībā uz kriminālu tiesībām, attiecībā uz finanšu datu izmantošanu kriminālu uh, izmeklēšanas nolūkā. Bet, dāmas un kungi, tas nebūtu nav iemesls sākt izturēties pielaidīgāk vai dusēt uz lauriem. Mums ir jāapzinas, ka tāpat kā iepriekš, naudas atmazgāšanas gadījumi notiek ar Eiropas banku līdzdalību joprojām, un mums visiem vajadzētu skaidri paust, ka tas ir nepieņemami. Sadarbojoties Eiropas Savienības iestādēm, ir plašas debatas notikušas attiecībā uz to, kā veidot ietvaru naudas atmazgāšanas, terorismu finansēšanas apkarošanā un īsāk sakot, ko darīt, lai strādātu labāk šajā jomā. Tas, ko esam secinājuši un ko ir secinājusi komisija, jums ir zināms, bet nu, tas viss nevar palikt pie debatēm. Vēlos minēt dažus atsevišķus piemērus, kas parādīs, ko esam paveikuši. 2018. gada decembrī padome nāca klajā ar konkrētu rīcības plānu naudas atmazgāšanas apkarošanā, un šī darbība turpinās. 2019. gada decembrī padome nāca klajā ar strateģiskajiem secinājumiem. Cita starpā aicinot komisiju meklēt veidus un līdzekļus, kā naudas atmazgāšanas apkarošanas jomā panākt lielāku harmonizēšanu. Un, lai noskaidrotu, kādi būs plusi, mīnusi, iegūmi, zaudējumi, ja būtu izveidota Eiropas līmenī atbildīga iestāde šajā jomā. Jaunākais piemērs mūsu darbībai ir padomes secinājumi par finanšu izmeklēšanas uzlabošanu. Tie ir pieņemti 17. jūnijā, tā kā pavisam nesen pirms dažām nedēļām. Dāmas un kungi, Godātie deputāti, mēs esam viensprātis, ka mums ir jāvirzas uz priekšu būtiskā apmērā šajā jautājumā. 7. maijā komisija pieņēma jaunu paketi naudas atmazgāšanas apkarošanas jomā, tur ir iekļauts rīcības plāns un arī ļoti svarīgi priekšlikumi tiesību aktiem, kurus vajadzētu pieņemt 2021. gada 1. ceturksnī. Mūsu prezidentūra atzinīgi vērtē šos priekšlikumus un ierosinām šo tematu atkal likt padomes darba kārtībā. Īpaši vēlamies atsaukties uz komisijas rīcības plānu un vēlamies sniegt arī komisijai tālākas norādes eh, padomus secinājumu formā. Mēs ceram, ka šie secinājumi palīdzēs komisijai izstrādājot eh, tiesību aktu priekšlikumus, kas tiek solīti nākamā gada sākumā, un tad mēs varēsim nonākt pie tādas sistēmas naudas atmazgāšanas un terorismu finansēšanas apkarošanā, kas būs ļoti efektīva. Tur tiešām ir iespēja vēl uzlabojumiem. Dāmas un kungi, līdz šim arī gatavojoties šodienas debatēm, esmu guvis iespēju, ka jūs kā deputāti un Eiropas parlaments kopumā, kā arī Eiropas komisija un padomu, vienlīdz labi saprot, cik steidzami ir izcināms šis jautājums. Uh, Tomēr vēlētos lielāku ambiciozitāti šī jautājuma risināšanā, lai mēs šo milzīgo problēmu ar naudas atmazgāšanu Eiropas Savienībā varētu apkarot vēl efektīvāk nekā tas ir bijis līdz šim. Paldies! Paldies! Tagad vārds komisijas eh, priekšsēdētājiem Dombrovska kungam. Priekšsēdētāja kungs godātā Vācijas prezidentūra, godātie deputāti. Paldies par šo iespēju prezentēt komisijas priekšlikumu naudas atmazgāšanas un terorismu finansēšanas apkarošanā. Esam pauduši skaidru apņemšanos eh, nāk klājā ar visaptarošu pieeju, lai apkarotu naudas atmazgāšanu un veidotu noturīgāku finanšu sistēmu kopumā. Šī ir viena no mūsu prioritātēm un zinu, ka varu paļauties pilnībā uz jūsu atbalstu. Komisija pilnībā piekrīt parlamenta viedoklim, ka ir pēdējais laiks izveidot efektīvu eh, kontrolas un īstenošanas politiku kur visi spēlētāji sanāk kopā un kur arī piedalās aktīvi dalību valstu un Eiropas Savienības līmenis un lomas sadalījums ir skaidrs. Plāns, eh, kas tika publiskots 7. maijā, eh, bija ambiciozs, daudzpusīgs un paredz pasākumus, kurus komisija īstenos tuvāko 12 mēnešu laikā, lai labāk kontrolētu, uzraudzītu un īstenotu naudas atmazgāšanas apkarošanu un terorismu finansēšanas apkarošanu. Mūsu mērķis ir mazināt atlikušos eh, caurumus likumdošanā un samazināt vājos posmus Eiropas Savienībā šajā jautājumā jebkuras e, naudas plūsmas ar šaubīgu izcelsmi, jebkurš uzņēmums, kurš izveidots e, bez īstas uzņēmējdarbības apakšā tam, e, tas viss rada iespējas noziedzniekiem. Mums ir ak aktīvi jāvēršas pret tiem neatkarīgi no tā, kurā Eiropas daļā viņi darbojas. Mums pirmais mērķis ir nodrošināt, ka ik viens gan publiskajā, gan privātajā sektorā stingri piemēro spēkā esošos noteikumus. Komisija ir uzsākusi vairākas eh, pārkāpuma procedūras, lai panāktu mūsu AMLD 4 un AMLD 5 direktīvu transponēšanu. Komisija eh, jau kopš decembra ir trīs dalību valstis sūdzējusi tiesā par eh, šo direktīvu transponēšanas neveikšanu. Mēs esam izsūtījuši trīs pamatots eh, atzinumus, četrus uh, oficiālus paziņojumus par direktīvas eh, netransponēšanu un vēl 17 vēstules par to, ka nav veikta paziņošana par piektās direktīvas īstenošanu. Esam slēguši arī deviņus gadījumus par šādas paziņošanas neveikšanu atzīstot, ka dažās valstīs ir paveikts apjomīgs darbs šajā jomā. Šiem noteikumiem ir jābūt efektīviem. Tāpēc komisija ierosināja nāklājā um, ar uh, valstīm uh, adresētiem ieteikumiem šajā jomā 11 dalību valstīm. Eiropas banku iestādē tagad ir piešķirtas papildu pilnvaras, un es sagaidu, ka viņi tās arī pilnībā īstenos. Kas attiec uz uh, nākotnē speramiem soļiem, Es vēlētos, lai atbildīgā iestāde Eiropas līmenī veiktu sistemātiskas pārbaudas dalību valstīs. Mums ir jāstiprina savu preventīvā darba kapacitāte, bet ir nepieciešams iet arī tālāk, stiprināt savus noteikumus un cīnīties ar atlikušajiem vājiem punktiem. Tāpēc vēlos uzsvērt dažas neatrisinātās eh, būtiskākās lietas. Gadījumi ar internetā veikt naudas atmazgāšanu pieaug, ir jāziņo par aizdomīgiem darījumiem šajā jomā, bet mēs labi apzināmies, ka tas, kā šobrīd noteikumi tiek piemēroti, eh, nevienmēr eh, eh, lab, pozitīvi ņem vērā legāli darbojošos uzņēmumu specifiku. Līdz ar to ir nepieciešams panākt, ka mūsu noteikumi nerada apgrūtinājumu godīgiem uzņēmējiem. Komisija jums piekrīt, godātie deputāti, nacionālajie uzraugi nevar uzraudzīt eh, šos noteikumus šaurā skatījumā. Tas izriet no nesenajiem skandāliem. Netīrā nauda ir ļoti mobīla. Ja ar to cīnas aktīvi vienā dalību valstī, šī nauda pārvirzas uz citu dalību valsti, kur šī kontrole un cīņa ir vājāka. Tieši tādēļ mēs palīdzēsim izveidot uzraudzību Eiropas Savienības līmenī. Un šī uzraudzības iestāde tai būs nepieciešamas pilnvaras uzraudzīt eh, riskantākas iestādes, tā skaitā arī nefinanšu sektorā. Ir dažādi varianti, kā tas varētu tikt īstenots, to mēs esam noskaidrojuši savā konsultācijā. Mēs varam e, vismaz apsveram e, ierosināt e, šādas iestādes izveidu balstoties uz Eiropas banku iestādes kā pamata. Tomēr, ja Eiropas banku iestāde kļūs par uzraugu šajā jomā, tad noteikti viņu līdzinējā darbība palīdzēs uzlabot šo cīņu. Tomēr uh, Teikšu skaidri, Eiropas uzraugs nevar efektīvi īstenot šos noteikumus visā Eiropas Savienībā, ja vien nav papildu pasākumu spēkā. Un šeit ir eh, nepieciešams tos īstenot trīs virzienos. Pirmkārt, labāk novērst un cīnīties ar naudas atmazgāšanu palīdzēs Eiropas eh, prokurors, eh, Eiropola un Eurojust, kā arī labāk aizsargājot trauksmes cēlājus ar noteikumiem, kas dalību valstīm ir jātransponē līdz nākamā gada beigām. Otrakārt, mēs izveidosim mehānismu, lai uzlabotu to, eh, kā notiek cīņa ar aizdomīgām naudas plūsmām un ziņošanu par tām. Mēs zinām, ka pārāk daudz eh, šādu plūsmu ir tieši pārobežu kontekstā. Protams, ka šī cīņa neapstājas pie Eiropas Savienības robežām. Šeit ir svarīga arī sadarbība. Diemžēl ne visas eh, valstis eh, ir eh, gatavas sadarboties ar Eiropas Savienību. Mums būs arī nepieciešamie instrumenti, lai mēs varētu rīkoties. Es atzinīgi vērtēju gan Eiropas parlamenta, gan padomas nostājas attiecībā uz deleģētajiem aktiem par augsta riska trešajām valstīm, kas nesen stājas spēkā. Noslēgumā Lai efektīvi apkarot naudas atmazgāšanu, mums ir nepieciešams eh, rīkoties vienlaicīgi vairākos virzienos. Vēlos apliecināt, ka komisija ir pilnībā gatava spēlēt savu lomu, lai nodrošinātu, ka mūsu iekšējais tirgus un finanšu sistēma ir aizsargāta no noziedzniekiem, un komisija vēlas pateikties Eiropas parlamentam par šo debašu novirzīšanu līdz sekmīgam iznākumam. Paldies! Much, uh, Lielas paldies uh, komisijas uh, vice priekšsēdētājam un eh, turpinām debates. Tagad vārds Kazas kungam. Priekšsēdētāja kungs ļoti uh, mums ir jābūt apņēmīgiem cīņā pret nelegāli iegūtu peļņu, pret noziedzību šai ziņām ir eh, jāīsteno spēkā esošie tiesību akti. Pārāk daudzas reizes ir bijis tā, ka uh, noziedznieki grupējumi ir spējuši izvairīties no sodiem. Tām ļauj uh, dzīvot uh, kriminālā pasaulē, paralēlā pasaulē netiek veikta atbilstoša izmeklēšana versoties pret uh, naudas atmazgāšanu. Uh, žurnālisti atmasko šādas lietas, bet uh, dažkārt viņiem nākas samaksāt ar dzīvību, kā tas bija Karonas Galīcijas uh, lietā, un tas ir nepieļaujami. Tagad vārds nākamam runātājam, Helonoma kungam, priekšsēdētāji. Eh, ļoti priecē tas, ka Vācijas prezidentūra ierosina veikt nopietnus soļus cīņā pret naudas atmazgāšanu, nāks klajā ar iniciatīvām šā jomā, jo ir runa par lielām naudas summām, par uh, vienu procentu no uh, IKP un uh, ir tiešām jārīkojas, mēs atbalstam to, ka ir jāpieņem uh, saistoši tiesību akti Eiropas Savienības līmenī un mēs uzskatām arī, ka ir nepieciešama Eiropas uzraudzības iestāde, kas kontrolētu to, kā tiek veikta cīņa pret naudas atmazgāšanu. Ir nepieciešami reāli sodi, un tāpat ir jāuzņemas atbildība arī eh, auditoriem. Nākamais ir. Paldies, priekšsēdētāji! pa, nodokļu pārkāpēji eh, kopā iegūst aptuveni 1% no IKP, un mēs zaudējām milzīgas summas katru gadu krāpšanas dēļ. Šī naudas atmazgāšana lielā mērā paliek nesodīta - 99%. Eh, no saņemtajām summām netiek konfiscēts un paliek likuma pārkāpēju rīcībā. Mums ir jāatrod līdzeklis, kā pret to cīnīties, ja vēlamies veidot taisnīgāku sabiedrību. Pēdējā laika skandālā Luanda Līks vai Dafnes Galisies uh, Eh, slepkavība parāda, ka Eiropā netiek darīts pietiekami. Tāpēc mēs eh, aicinām komisiju pieņemt ambiciozāku skatījumu un parlamentu aicina apstiprināt šo rezolūciju ar plašu vairākumu, ar piecām prasībām, kuras es gribētu uzsvērt. Pirmkārt, eh, labāk uzraudzības veidošana, otrkārt, Eh, cīņa pret visofisticētākajām eh, nodokļu eh, nenomaksas formām, treškārt efektīvāka cīņa pret no, naudas atmazgāšanu un ceturtkārt publiskot fina, tumšo finanšu darījumu veicējus priekšsēdētāji Mēs nedrīkstam pieļaut to, ka noziedznieki turpina izmantot eh, mūsu likumdošanas trūkumus. Michael, ah. please. Beim Kampf gegen Geld. Cīņā pret uh, Eh, naudas atmaskāšanu ir nepieciešama starptautiskā eh, sadarbība un sankcijas sankcijas, bet uh, netiek pievērsta uzmanība atsevišķām nozarei, atsevišķai nozarei šai jomā, kas ir nevalstiskās organizācijas. Uh, tās nodarbojas jau gadiem ilgi ar uh, šo rūpalu, bet Eiropas Savienībā NVO stāv pāri likumam, piemēram, at atvērtās sabiedrības fonds ar 20 miljārdiem eiro ja cenšas ietekmēt sabiedrisko domu. Ungārija ir uh, centusies ieviest ja skaidrību šajā lietā un par to ir um, atzīta par vainīgu Eiropas Savienības tiesā. Un, uh, nu, joprojām tiek aizsargāts vecais mīļais draugs Sorošs. Nākamā runātāja ir Brikmons kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlos vispirms pateikties Eiropas komisijai par vērienīgo rīcības plānu cīņā pret naudas atmazgāšanu un terorisma finansējumu. To atbalsta zaļā grupa, bet galvenais, galvenā problēma ir nevis tas, ka trūkst tiesību aktu, bet ka tie netiek īstenoti dalību valstīs. Tādēļ direktīvas būtu jāpārveido regulās un uh, Tāpat ir jāpanāk, lai direktīvas tiktu transponētas un lai Eiropas komisija saukt pie atbildības tās valstis, kuras to nedara. Mēs zinām, ka krīze ir radījusi jaunas iespējas finanšu noziedzniekiem un 99,9% noziedzīgi iegūto līdzekļi netiek atgūti. Un tādēļ ir aktīvāk jāizmanto direktīva, kas palīdz konfiscēt noziedzīgā ceļā iegūtus līdzekļus. Paldies! Nākamā uh, es uh, prokačīnī kungs. Paldies priekšsēdētāji. Naudas atmazgāšana un terorisma finansējums ir uh, vienas monētas divas puses, un mums ir apņēmīgi jācīnās pret šo uh, parādību, un šeit pastāv arī pelēkās zonas. Un uh, uz tām gribu norādīt. Mani ļoti satrauc tas, ka uh, pastāv tādi politiskie uzskati, ka uh, Uh, nevalstiskās organizācijas ir neaizskaramas, tā ir gluži ideoloģiska pieeja, jo šīs organizācijas ir it kā bezspēļņas organizācijas. Tomēr būtu ļoti uzmanīgi jāparaugās uz šo organizāciju finansēšanas avotiem, vai tie visi ir legāli Tāpat pastāv arī dalību valstis, kuras īsteno agresīvu nodokļu politiku un e, kur ir ļoti e, arī um, um, augsts banku datu aizsardzības līmenis un uh, policijai šie dati ir pilnīgi nesasniedzami. Ar to visu būtu jātiek galā. Nākamais Gusmalkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs šīs debatas lūdzām ne tikai pēc Londonijas skandāla, ne tikai tāpēc, ka ir ļoti svarīgi fakti, kur tika publiskoti, bet arī tāpēc, ka manā valstī tas cilvēks, kurš eh, ziņoja par eh, Luanda Līgas skandālu, tika apsūdzēts, aizturēts praktiski eh, gadu un Šobrīd viņš atrodas mājas arestā un vēl notiesāts. Un ir valsts, kur ir nodokļu paradīze pie Madeiras, kur uh, Eh, parasti krustojas starptautiskie naudas atmazgāšanas ceļi. Un mums ir ļoti grūti saprast eh, to, ka šeit parlamentā tik daudz politisku vai nacionālu simpātisku dēļ Mēs nenorādām Eiropas Savienībā uz tām jurisdikcijām, kuri savu darbību vai nolaidības eh, dēļ izmanto šo naudas atmazgāšanu. Mums ir jābūt pietiekamai drosmei, lai mēs pietiekam cīnītos pret naudas atmazgāšanu, un drosme ir jāsākās šeit parlamentā. Mēs saprotam, ka pastāv augsta riska trešās valstis, bet Ne jau visas augsta riska valsts ir trešās, daudzas no tām atrodas Eiropas Savienībā un ir nepieciešams grozīt eh, nacionālās likumdošanās. Ir daudz aspektu šajā sakarā. Ir eh, nepieciešams pasargāt uh, trauksmes cēlājs Londalīgs skandāls ir lielisks piemērs, kā arī ir jāidentificē galīgā, galīgie labums saņēmēji un nedrīkst pieļaut to, ka līdzekļi tiek nelegāli atņemti viņu eh, likumiskajiem īpašniekiem. Mislav. Nākamais kolēkušieču kungs. Kolēģi. Mēs uh, piedzīvojam to, ka veidojas uh, tāda bīstama kategorija, proti tie, kas gūst labumu no uh, vīrusa un epidēmijas. Un uh, šī peļņa katru dienu ir miljārdiem eiro apmērā 20 sešiem uh, cilvēkiem pieder tikpat daudz kā pusēji pārējo pasaules iedzīvotāju un tiek organizētas iebaidīšanas kampaņas no tā, ka valstīs tiek noteikta karantīna, novērt pie tā, ka šie cilvēki var par lētu naudu uzpirkt, piemēram, avio kompānijas. Un mums vajadzētu tagad izpētīt kādu saturu. Uh, finansē kādi spēki plašsaziņas līdzekļos. Nākamā Holmajers kundze, paldies priekšsēdētāji, godātie kolēģi, komisāra kungs, godātā Vācijas prezidentūra. Es jau eh, gadiem eh, konstatēju, ka ir komisijai bijusi tāda iecietīga ieta, attieksme pret valstīm, kuras neīsteno direktīvas cīņā pret naudas atmazgāšanu. Tā tas ir bijis attiecībā uz trešo un ceturto direktīvu. Uh, kur uh, daudzas uh, dalību valstis kavējās uh, transponēt šīs normas attiecībā uz piekto direktīvu. Arī netiek veikta direktīvas transponēšana. Es uzskatu, ka mums ir ļoti nopietni jāraugās uz to, lai tiktu nodrošināt pietiekama atklātība, lai tiktu arī uh, informēts atbilstošās iestādes. Mēs varam šādus uh, nelegālus darbības atklāt, ja direktīvas tiešām tiek uh, īstenotas un aicinu komisiju aktīvi raucīties uz to, lai dalību valstis transponētu pieņemtās direktīvas. Paldies tagad vārds Tanga kungam. Paldies priekšsēdētāji. 1,4 triljoni eiro. Tie ir pēdējie aprēķini par naudas atmazgāšanas apjomiem. To ir grūti ar prātu aptvert. Šī ir nozakta nauda, nelegāli iegūta nauda, atņemta tiem cilvēkiem, kam tā visvairāk nepieciešama. Un uh, par to visu, pie visa tā vainīga ir finanšu slepenība, dažādi fondi, firmas. Uh, kas slēpj datus par patiesajiem labuma guvējiem. Un tādēļ būtu nepieciešami reģistri par labuma guvējiem, un diemžēl vairākas dalību valstis nav īstenojuši šo prasību. Tajās nepastāv šādu reģistru ir piemēram Nīderlandē joprojām nav pietiekamu datu par to, kam patiesībā pieder 96 miljārdi Krievijas uh, investīciju. Es aicinātu komisiju un dalību valstis cīnītos uh, aktīvāk par taisnīguma nodrošināšanu. Nākamā Stugariju kundze. Saskaņā ar ANO datiem uh, pasaulē uh, Uh, atmazgātās naudas apjoms ir 2 līdz 5% no IKP un uh, var sasniegt pat 3 triljonus dolāru gadā. Tas viss uh, ietekmē uh, daudzas valstis, kur uh, zeļ un plaukst organizētā noziedzība ir izveidota konsultatīvā padome, ir nepieciešama uh, arī speciāla struktūra, kas uzraudzītu cīņu pret organiz... naudas atmazgāšanu un lai būtu tiktu noskaidroti pateisie labuma guvēji. Dalību valstis pašas netiek galā, tādēļ ir nepieciešams regulējums, koordinēti pasākumi, ir jāpieņem tiesību akti un aktīvi jāuzrauga to īstenošanas rezultāti. Un uh, vēl uh, viena lieta, ko varētu labāk atspoguļot mūsu rezolūcijas tekstā, mums būtu jāpaskatās arī pašiem savās mājās, domājot par zemiem, uh, zemām nodokļu likmēm, par pār spīlētu komerc noslēpumu, jo dalība valstis zaudē 27 miljārdus nodokļu ieņēmumu tādēļ, ka peļņa tiek pārvietota uz izdevīgākām jurisdikcijām. Mums jāsāk sakārtot savas mājas. Paldies! Paldies! Vārds Herve eh, Živēnam. Uh, Priekšsēdētāji, kolēģi, mēs visi atbalstam cīņu pret naudas atmazgāšanu, terorismu finansēšanu. Ko mēs e, esam darījuši attiecībā uz trustīfistiem, kas pieļauj nepietiekami identificēt galīgo labumu saņēmēju? Ko mēs esam e, darījuši, lai e, novērstu neidentificētas elektroniskās naudas plūsmas ārkārtīgi lielā apjomā. Par fin terorismu finansēšanu. Es gribētu nosaukt Nigērijas aizsardzības ministra sacīto par to, ka nav nekāda ilūzija. Mēs zinām valstis, kuras finansē terorismu. Atsevišķas no šīm valstīm ir Eiropas Savienības labas klientes, atsevišķas ir sabiedrotās vai pat NATO partneres. Un iespējams pat Eiropas Savienības valstīm tur vai citur, un šeit es domāju par Balkāniem vai Sīriju, eh, ekipēt, aprīkot un apmācīt eh, teroristu kaujiniekus. Mēs apzināmies, ka svarīga ir politiskā un militārā kontrole, kas um, nodrošinās atšķirību. Kolēģis Svens Gīgols, nākošais runātājs. Ministra Rūts. Ministra. Ministra kungs, komisāra kungs, Eiropas komisija ir sagatavojusi vērienīgus priekšlikumus un dalību valstis arī ir pavirzējušās uz priekšu šajomā. Tas atrodas arī parlamentā šie priekšlikumi un mums ir nepieciešama ne tikai stingri noteikumi, bet arī efektīva Eiropas policija, kas var darboties pāri robežām. Uh, bet uh, um, arī ir um, uh, jāpabeidz pārkāpuma procedūra pret uh, valstīm, kuras netransponē šīs normas vēl pirms 13 gadiem pieņemtās normas četrās valstīs nav stājušās spēkā, tā skaitā Vācijā, un komisija neko nav darījusi šajā gadījumā. Uh, un tādēļ es aicinu uh, uzstāt uz spēkā esošo normu īstenošanu un uzsākt uh, pārkāpumu procedūru ne tikai pēc uh, raugoties uz burtisku atbildību, atbilstību normām, bet arī tad, kad tiešām netiek veikta efektīva cīņa pret naudas atmazgāšanu. Nākamā Ferārs kundze. Paldies, priekšsēdētāji, cīņa pret naudas atmazgāšanu un terorismu finansējumu ir jāpadara par Eiropas Savienības stratēģisku mērķi. Mēs uh, nevaram tāpat atsacīties no cīņas pret korupciju, uh, izvairīšanos no nodokļu, nomaksas un uh, citām uh, noziedzībām parādībām jo pretējā gadījumā noziedzīgi grupējumi eh, vēl vairāk graus ekonomikas sistēmu, kas jau tā ir eh, daudz cietusi no Covid pandēmijas. Ir nepieļaujami, ka Eiropā pastāv nodokļu paradīzes, kas piesaista kapitālu uzņēmumus un grauj iekšējo tirgu un negatīvi ietekmē konkurenci. Uh, ir jānosauc augstā riska jurisdikcijas, jārunā par reālām problēmām un tāpat jānodrošina informācijas apmaiņa un reāli eh, patiesā labuma guvēju reģistri. Tagad Markus Ferbers. Paldies priekšsarētāji komisāru kungs, godātie kolēģi! Cīņa pret eh, naudas atmazgāšanu Eiropas finanšu eh, sistēmā eh, parāda pēdējos gados, ka tomēr pārāk vienkārši tas ir iespējams apgrozīt netīro naudu. Pirmā problēma ir tas, ka nav pārņemts viss no Eiropas līmeņa. Jūs jau, komisār kungs, minējāt, ka ir problēmas ar vairāk, vairākam dalību valstīm. Ceturto direktīvu par piekto es nemaz nerunāšu. Un jāsaka, ka nu, tā ir direktīva. Pat tad, kad tā tiek transponēta, tomēr katra dalība valsts to dara atšķirīgi, un atkal rodas zināmas atšķirības. Un otra lieta, kas šeit ir atklāti jāpiemina. Saziņa starp iestādēm joprojām nedarbojas. Mēs to Vācijā arī redzam. Uzraudzība un izmeklēšanas iestādes, nu, viņam tā maigi sakot, ir sarežģījumi sadarboties. Uh, Un to pierāda pēdējie gadījumi. Problēmas ir identificētas, mēs gaidām eh, komisijas priekšlikumu par centralizētu iestādi ar izmeklēšanas pilnvarām un regulām, nevis direktīviem, jo citādi mēs gadu no gada turpināsim šīs debatas. Paldies! Danke vielmals! Nach dem Koordinator der EVP. Paldies pēc EPP koordinātora, eh, sociāldemokrāta koordinātors Unus Fernandes. Sí, muchas gracias. Paldies, priekšsēdētāji! Šajās debatēs par cīņu pret kapitāla atmazgāšanu mēs atcerēsimies debates, kādas bija pār cīņu pret nodokļu paradīzēm, nodokļu nenomaksu jomas, kurās ir visai plašā saskaņa parlamentā, komisijā padomē un ko atbalsta vairums Eiropas iedzīvotāju, kur uzskata, ka nevar pieļaut to, ka mēs Eh, pieļaujam šādus trūkumus un tukšumus mūsu nodokļu un likumdošanas sistēmās. Taču mēs neesam spīgi izveidot eh, jaunas iniciatīvas, eh, izpildīt apstiprinātās direktīvas, koordinēt dalību valstu darbības, un mēs vēl papildinām Eiropas iedzīvotāju bažas šajā jautājumā. Un mums nav Mums ir jāizmanto jau esošie regulējumi, un mums jau ir noteikts regulējums pār uh, eh, Eiropas uzraugu, kurš ir arī spējīgs noteikt sankcijas un vērsties pret šādām nelegālām eh, darbībām. Naudas atmazgāšanas un terorismu finansēšana apkarāš, eh, apkarošana. Uh, ir visu politisko spēlētāju uzdevums Eiropas Savienībā. Tā vismaz vajadzētu domāt. Tomēr, paskatoties komisijas rīcības plānu naudas atmazgāšanas un terorismu finansēšanas apkarošanai, un zinot, ka Eiropas Savienības tiesa par nelegālu paziņoja prasību nevalstiskām organizācijām atklāt eh, pilnībā visu struktūru, nu tad rodas atšķirīgas iespējas. Un pamatojums ir tāds, ka nevar radīt iespēju, ka šīs organizācijas it kā kaut ko nelegāli darīt. Un tas vēl tāda, tajā kontekstā, ka šīs organizācijas tomēr ir saistīts ar risku, ar naudas atmazgāšanas risku. Mēs zinām, ka ISIS un citas līdzīgas e, teroristu organizācijas ir izmantojušas šāda veida e, struktūras arī iepriekš atmazgāšanai. No nu, ar to komisija liek iedzīvotāju dzīvības uz, uz risku. Excuse me, the floor is yours. Obrigada, Sr. Presidente. Paldies, priekšsādātāji. Uh, apkarot finanšu noziedzību, tam ir jākļūst par uh, prioritāti. Ārkārtīgi milzīgas summas, kas uh, tiek novirzītas aizdomīgās darbībās, un mēs redzam, ka 90% no šīm summām uh, Eh, ir palikušas noziedznieku eh, rokās. Naudas atmazgāšana ir visai eh, komplicēts finansiāls noteikums, kas turpina finansēt narkotiku, cilvēku kontrabandu, ieroču kontrabandu. Un tāpēc šajās debatēs mēs ejam tālāk nekā tikai finanšu noziegumu jautājumu. Šeit ir runa par demokrātiju un cilvēktiesībām. Eiropā ir vajadzīgs vairāk sadarbības, harmonizācijas un efektīgākas struktūras. Eh, fragmentēta Eiropa ar atšķirīgiem notiekumiem dažādās valstīs ir lieliski iespēja noziedzniekiem. Tikai ar patiesu Eiropeisku stratēģiju mēs šīs iespējas viņiem nogriezīsim, un eh, mūsu nolūks ir mazāk eh, nu, noziegumu. Paldies! Jā, Lopes Aguilar. Nākošais runātājs deputāts Lopes Aguilārs. Paldies, priekšsēdētāji. 1% Eiropas IKP Eh, ir summas, kas izzūd eh, aizdomīgās eh, finanšu darbībās. Un tāpēc ir komisijas darba plāns, kura pirmais mērķis ir ieviest piekto direktīvu, kur darbojas. Tā ir jābūt ne tikai ieviestai, transponētai, bet arī īstenotai. Mums ir vienot tais uzraugs, eh, eh, viens no mērķiem ir izveidot vienogu eh, uzraugu, un nākošais mērķis ir pāriet no direktīvas uz regulu. Ceturtais ir starptautiska sadarbība, kur ir jāstiprina tik problemātiskā jautājumā kā šis, tes, šis te, un piektais. Garantijas, kā tiek identificēti naudas saņēmēji līdzekļiem, kas tiek atmazgāti. Un tikai tādā veidā mums izdosies patiesi apzināties to, cik svarīga ir šī rezolūcija eh, un pieprasīt no komisijas, lai maksimāli drīz stātos viscaur spēkā piektā direktīva. Eh, Köszönöm elnök úr! Enrique Geri. Paldies, priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Mēs visi esam viensprāts par to, ka jācīnās pret naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanu. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka kriminālie grupējumi turpina darboties pārnacionālā režīmā, bet jautājums, kā visefektīvāk to panākt. Ir pieņemti vairāki tiesību akti Eiropas līmenī, daži no tiem tikai vēl nu pat stājušies spēkā. Uh, tāpat ir uh, bijuši uh, vairāki plaši skandāli ir ierosināts tagad veidot centrālu Eiropas Savienības uzraudzības iestādi uz uh, bet es uzskatu, ka tas ir pretrunā ar uh, subsidiaritāti, jo dalībvalstīm tiek atņemtas pilnvaras. Es domāju, ka arī pašreizējā situācijā mēs varētu aktīvāk cīnīties pret šīm parādībām, bet es tomēr atbalstīšu rezolūcijas projektu. Pēc šīm debatēm uzklausīsim vēl padomu un komisiju. Vispirms došu vārdu vicepriekšsēdētājiem Dombrovska kungam, lūdzu. Uh, Paldies, priekšsēdētāji, godātie deputāti. Eiropas komisijas vārdā es vēlos pateikties Eiropas parlamentam par uh, to, ka ieplānojāt debats par šo svarīgo jautājumu, un tas ļaus mums stiprināt cīņu pret naudas atmazgāšanu un terorismu finansēšanu. Mums ir nepieciešams eh, rīkoties ambiciozi, lai padarītu Eiropas Savienību efektīvāku cīņā pret eh, Eiropas Savienības finanšu sistēmas ļaunprātīgu izmantošanu. Debatēs tika pieminēti daudzi jautājumi, it īpaši attiecībā uz eh, jau esošo noteikumu efektīvāku īstenošanu un piemērošanu. Tik tiešām tas ir viens no virzieniem, kurā strādājam profilakses eh, un, respektīvi, preventīvā darba un kapacitātes stiprināšanu. Mēs eh, ļoti uzstājīgi runāsim ar dalību valstīm par to, lai šīs direktīvas tiktu saulēcīgi un pareizi transponētas Un arī attiecībā uz nākotni mums ir jāpāriet no direktīvām uz regulām vismaz būtiskā Eh, normatīvā darba daļā, kas ļaus efektīvāk veikt darbu Eiropas Savienības līmenī, un mums ir nepieciešams uzraugs Eiropas eh, Savienības līmenī. Paldies kolēģiem, kas pauda atbalstu šiem punktiem. Vēl ir jautājums, ko pieminēja vairāki kolēģi saistībā ar nodokļu jautājumu cīņa pret izvairīšanos no nodokļu nomaksas bieži vien iet roku rokā ar cīņu pret naudas atmazgāšanu. Un šeit, šajā jautājumā, nākamā nedēļā jau komisija nāks klajā ar priekšlikumu jauniem pasākumiem, lai stiprinātu mūsu ietvaru cīņā ar izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Tādā eh, jauna nodokļu jomas pakete tiks prezentēta nākamnedēļ. Mēs skatāmies arī uz eh, naudas atmazgāšanas apkarošanas noteikumiem atsevišķiem operatoriem. Eh, mums ir jāiekļauj tur virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzēju. Tas var būt kā viens no piemēriem. Katrā ziņā komisija turpinās cīņu pret naudas atmazgāšanu. Mēs to uzskatām par vienu no prioritātēm. Paldies parlamentam par eh, atbalstu, ko tas ir sniedz šajā jautājumā. Paldies jums! Un dodu vārdu Mihēlam Rotam. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi, deputāti. Man ir prieks e, izdarīt šādus secinājumus pēc debatēm. Naudas atmazgāšanas un terorismu finansēšanas apkarošana ir jāveido efektīvāk. Tur mēs esam vienisprāts ar varbūt pāris izņēmumiem. Mums ir nepieciešama lielāka caurskatāmība, lielāks regulējums, precīzāka kontrole. Uh, tik tiešām vajadzētu uh, rūpīgi skatīties katru priekšlikumu, kas ir uz galda, lai kļūtu labāki. Vēlos pateikties deputātiem, kas vēl pievērsa uzmanību finansiālajiem aspektam naudas atmazgāšanā. 1% no bruto iekšzemes koprodukta un iespējams līdz pat 8% no nodokļu ieņēmumiem. Tāda ir zaudējuma. Es šeit esmu pirmo reizi. Es nezinu, kā šeit ir pieņemts. Bet vēlētos iestāties par pilsonisko sabiedrību. Es pieņemu, ka ne visiem patīk tas, ko dara nevalstiskās organizācijas, bet arī tas parāda dzīvu demokrātiju, un esmu absolūti pret, ka šeit tiek radīts iespējas, uh, ka it kā svarīgas nevalstiskās organ, eh, organizācijas, kas nav iepatikušās kādam deputātam, būtu saistītas ar kriminālām darbībām, noziedzīgām darbībām. Mēs runājam par eh, slepkavībām, eh, narkotiku kontrabandu un citiem smagiem noziegumiem, un tam nav nekā kopīga ar to, ko mēs šeit runājam par naudas atmazgāšanu. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies! Ar to noslēdzam eh, debats par šo jautājumu. Balsošana paredzēta rītdien un gala balsojums piekdien. Nākamais punkts darba kārtībā - padoms un komisijas paziņojums - Eiropas Savienības sabiedrības veselības stratēģija pēc Covid-19 pandēmijas. Vēlos vēlreiz norādīt, ka arī šajā debašu punktā nav paredzēta zilās kartītes jautājumi un nav paredzēts brīvais mikrofons kā procedūra. Un Vācijas prezidentūrai dodu vārdu konkrēti Mihēlu Rotkungam, kurš uh, uzsāk šīs debats ar savu paziņojumu lūdzu. dāmas un kungi, deputāti, priekšsarētāji kungs. Mums šeit ir darīšana ar ārkārtas izņēmumu situāciju veselības jomā, ar milzīgu ietekmi uz sabiedrību, uz iedzīvotājiem. Šobrīd mums ir jādomā arī par vairāk kā 100 tūkstošiem eiropiešu, kas ir zaudējuši savu dzīvību. Tieši saistībā ar Covid-19. Šajās nedēļās esam intensīvi diskutējuši par to, ko mēs varam mācīties no šīs smagās krīzes attiecībā uz mūsu veselības aprūpas sistēmu, uh, uz eh, koordinēšanu Eiropas Savienības ietvaros, lai eh, varētu efektīvi cīnīties pret pandēmiju. Un, protams, mēs runājam arī par ievērojamām sekām ietekmi uz sociālo un ekonomisko aspektu. Kanclers Kunze arī norādīja, ka šis ir viens no svarīgākajiem punktiem eh, Vācijas prezidentūrai Esmu pārliecināts, ka arī mēs visi šeit, šobrīd Eiropas parlamentā, varam pievienoties šai nostājai, darīt visu iespējamo, lai pēc iespējas ātrāk, solidārāk un vienotāk izietu no šīs smagās krīzes. Vēlētos no sirds pateikties visiem strādājošajiem veselības aprūpas jomā, kas šajos smagajos, dramatiskajos apstākļos ir paveikuši gandrīz neiespējamo, lai aizsargātu iedzīvotāju dzīvību, veselību un aprūpētu pacientus. Lai sabiedrības veselības stratēģiju veidotu efektīvi, mums jābūt atklātiem jārunā atklāti par to, kas ir izdevies, bet tikpat atklāti arī jārunā par to, kas nav izdevies un kas it īpaši pandēmijas sākuma eh, posmā parādīja mūsu vājos punktus. Jo tikai tad mēs spēsim nākotnē labāk, ātrāk reaģēt uz kādām krīzēm. Un mēs zinām, ka šī krīze jau nav beigusies. Uh, Mums joprojām ir darīšana ar diezgan svārstīgu, mainīgu situāciju. Dažās valstīs, pateicoties aktīvai darbībai, krīze ir pārvarēta, bet arī blakus Eiropai, mūsu kaimiņu valstīs, situācija vēl nav beigusies. Mums jābūt piesardzīgiem. Mums eh, jārunā arī par šeit parlamentā un arī dalību valstīs par to, kā mēs varētu aizsargāt iedzīvotāju veselību un dzīvību, vienlaicīgi nepārkāpjot konstitucionālās tiesības, kas e, iedzīvotājiem ir. Un tieši šī iemesla dēļ Vācijas prezidentūras mērķis ir izdarīt secinājumus no Covid-19 krīzes lai nonāktu pie noderīgām atziņām nākotnes pasākumiem. Vēlos jau šobrīd pateikties jums par interesi, kur esat izrādījuši un vēlmi iesaistīties šī jautājuma risināšanā. Globāli skatoties, tātad ne tikai Eiropā, pandēmija joprojām turpinās. Katru dienu pasaulē aptuveni 200 tūkstoši jaunu infekcijas gadījumu. Mēs visi zinām, ka bieži vien globāla krīze ar šādu apmēru prasa arī globālu risinājumu. Neviena valsts, lai cik tā ir laba būtu veselības aprūpas sistēma, nav spējīga vienatnē cīnīties un tikt galā ar šo pandēmiju. Un tas parāda, ka nacionālās izolēšanās eh, politika tāda politika, kas Eiropu un Eiropas Savienību vājina, rada arī nepieņemamus riskus mūsu iedzīvotājiem. Tas ir sāpīgi, šie secinājumi, kas bija jāizdara, bet varbūt tas vismaz pamudinās mūs solidaritātes garā un kopējās atbildības garā sadarboties vēl labāk nekā esam to darījuši līdz šim, lai pārvarētu šo pandēmiju. Tas nozīmē, ka mums priekšā ir daudz darba, jo ekonomisko krīzi mēs varēsim pārvarēt tikai tad, ja ilgtermiņā būs eh, veiksmīgi apkarots arī pats vīruss. Kurā te deputāti? Visaptveroša un sekmīga stratēģija pandēmijas pārvarēšanai Eiropai un visai pasaulē prasa drošas vakcīnas un terapijas izstrādi kā arī vienlīdzīgu pieeju šīm lietām. Pandēmija tad būs uzvarēta, kad tā būs eh, izskausta it visur. Ilgtermiņa risinājums šeit var būt tikai zinātnē un solidaritātē. Eiropas Savienība iestājas par to, lai izstrādātās jaunās vakcīnas pret covid-19 kļūtu par kopīgu uh, globāli pieejamu vērtību, kas ir pieejams ikvienam. Tas, kas mums ir nepieciešams, ir vakcīna Eiropai un vienlaicīgi arī visai pārējai pasaulē. Šeit nevaram pieļaut kādu kanibalizēšanu, ka katrs tikai sev grābs. Uh, Mums ir pienākums aizsargāt visus cilvēkus, vienalga, vai šie cilvēki dzīvo Eiropā vai citur pasaulē. Man ir prieks redzēt, ka Eiropa kopā ar saviem starptautiskajiem partneriem apvieno savus spēkus eh, starptautiskā mērogā. 16 miljārdu rekordliels eh, finansējuma apmērs eh, ir jau apsolīts uz 30. jūniju un darbs pie vakcīnām tiek pātrināts. Mums ir jārīkojas izlēmīgi. Mums ir nepieciešama, kā jau minēju, drošas e, vakcīnas, ir jānodrošina to masveida ražošanu, lai tik tiešām visiem būtu vienlīdzīgi pieeja šī vakcīnai. Eiropas komisijai vēlos pateikties par jaunāko normatīvu aktu priekšlikumu, par klīnisko pētījumu Covid-19 vakcīnu un terapijas e, jomā. Paldies arī Eiropas parlamentam par lēmumu jau šodien noteikt savu nostāju šajā jautājumā. Ar prieku varu informēt, ka arī padome piekdien e, sagatavoja savu nostāju un apstiprināja to. Dāmas un kungi! Kas attiecas uz pašreizējās stratēģijas eh, saturu sabiedrības veselības jomā, komisija kā daļu no daudzgadu budžeta un atvesļošanas paketes ir paredzējusi eh, ambiciozu programmu EU for Health, kurā tiek skaidri pausts, ka veselība ir saņēmusi prioritāru uh, lomu, lai mēs būtu gatavi krīzēm arī nākotnē. Vienu gan šī krīze ir parādījusi. Kvalitatīvi augstvērtīga veselības aprūpas sistēma, tāpat kā iepriekš, ir liels aizsarga līdzeklis mūsu iedzīvotājiem pret šāda veida pandēmijām. Tāpēc padomē mēs šim dosjē piešķiram lielu prioritāti un ceram ar jūsu atbalstu apstiprināt šo dosjē līdz gada beigām paļaujamies uz ciešu sadarbību, konstruktīvu sadarbību ar jums pie šī svarīgā priešlikuma. Ir svarīgi arī medicīniskām ierīcēm un citām eh, svarīgajām, eh, kritiski svarīgajām eh, lietām izveidot krājumus Eiropā. Jūs atceraties, kā tas notika, tas nebija ideāli krīzes sākumā, bet es ceru, ka Eiropas Savienība kopumā un dalību valsts atsevišķi ir izdarījuši secinājumus. Covid-19 pandēmija pastiprināja un izcēla tās problēmas, kas izriet no fakta, ka farmaceitisko preparātu ražošanā, izēvielu ražošanā un medicīnisko ierīču ražošanā ir atkarīgs no trešajām valstīm. Mēs nevaram eh, aizmirst globalizāciju. Viss, kas ir jānodrošina uh, lai tās svarīgās lietas, eh, kas ir saistītas ar iedzīvotāju veselības aizsardzību, nu, mums ir jāspēj darīt visu iespējamo, lai to varētu saražot šeit, Eiropas Savienībā. Tas nozīmētu Eiropas suverenitāti. Protams, ka mums ir jābūt arī spējīgiem labāk tikt galā ar šo krīzi, apkopot informāciju, izdarīt secinājumus, atziņas un eh, rīkoties nekavējoties. Šeit darbs ir skaidrs. Ir jāuzlabo sadarbība starp dalību valstīm un Eiropas Savienības atbildīgajām aģentūrām un institūcijām, Eiropas slimību profilakses kontrolas centru vai Eiropas zāļu aģentūru, kā arī ar starptautiskajām organizācijām, kā Pasaules veselības organizācija, piemēram. Viens no mūsu mērķiem ir šo Eiropas eh, aģentūru un iestāžu stip, eh, darbību stiprināt, paplašināt. Programma EU for Health pirmkārt izdarīs secinājumus no šīs pandēmijas, otrkārt atbalstīs projektus, veicinot zāļu, vakcīnu, medicīnisko ierīču pieejamību, samazinot antimikrobiāli rezistento um, um problēmu aktualizēšanos un eh, ir nepieciešams arī veicināt eh, vēža apkarošanas plānu īstenošanu, kur komisija gatavojas pieņemt līdz gada beigām. Šī koronavīrusa krīze sāpīgi mums parādīja arī to, ka mūsu digitālā kapacitāte veselības aprūpas jomā ir jāstiprina. Mums ir jāpārvar veselības aprūpas datu fragmentācijas problēma. Uh, Līdz ar to padomē jaunākajos secinājumos dalību valstis ir paredzējušas Eiropas telpas izveidi veselības aprūpas datiem. Es atceros šo strīdīgo diskusiju par aplikāciju lietotni, kas būtu izveidota Eiropas Savienības līmenī. Nu, arī tur ir nepieciešams uzlabojums. Jūs zinat to tikpat labi, cik es. Uh, Tāpat ir svarīgi norādīt, ka investīcijas veselības aprūpas e, jomā ir iespējama arī caur citiem e, daudzgadu budžeta instrumentiem. Priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi, viena lieta gan ir skaidra - veselība joprojām paliks e, Eiropas Savienības līmenī kā prioritārs jautājums Nu, un dalību valstīm, manuprāt, tas nebūtu nav sāpīgi, jo pandēmija ļoti skaidri parādīja, ka ir nepieciešama tāda Eiropa, kas spēj rīkoties savu iedzīvotāju interesēs, aizsargājot tos. Covid-19 pandēmija ir devusi mums iespēju domāt arī par to, kādus pasākumus varam īstenot, lai pārvarētu šo pandēmiju un novērstu līdzīgus riskus nākotnē. Vienoti mēs varēsim Eiropas Savienību un pasauli kopumā padarīt par drošu dzīves vietu. Visi skatās šobrīd uz mums un ir pienācis laiks parādīt, ka demokrātiska liberālas sabiedrības spēja pārvarēt šādas smagas krīzes. Tas ir mūsu galvenais mērķis galu galā aizsargāt Eiropas Savienības iedzīvotājs, bet vienlaicīgi nodrošināt solidaritāti globālā līmenī. Paldies! Thank you. Paldies. Pirms turpinām debates, es paziņošu pirmās balsošanas kārtas rezultātus. Un tie ir šādi. Helgas Bergeres iecelšana par revīzijas palātas locekli priekšlikums ir apstiprināts. Eiropas banku iestādes izpildu direktora iecelšanas priekšlikums apstiprināts, steidzamības procedūras pieprasījums pārējos noteikumi attiecībā uz Covid-19 krīzes ietekmes mazināšanu, klīniskie izmēģinājumi apstiprināts, balsojumi uh, par uh, regulas 13.03 uh, šķērsvītra 19. Uh, pie, grozīšanu apstiprināta, tālāk uh, regulā 2017-2455 apstiprināts, rezolūcija par uh, intelektuāliem Eh, invaliditāti apstiprināts tālāk priekšlikums par eh, autovadītāju norīkošanu darbā noraidīts, eh, priekšlikums par braukšanas laika mainīšanu at, noraidīts, par kabotāžu noraidīts. 2017. 204, uh, 2455 grozījuma uh, priekšlikums noraidīt komisijas priekšlikumu ir noraidīts. Atbildīgās uh, komitejas priekšlikumi grozījumi 1 līdz 9 ir apstiprināti balsojumā. Eiropas investīciju bankas finanšu darbību 2019. gadā 4. grozījums noraidīts, 15. pieņemts, 5. noraidīts, 6. noraidīts, 32. paragrāfs 1. daļa pieņemta, 32. paragrāfs 2. daļa pieņemta. 35. paragrāfs, sākotnējais teksts pieņemts, pirmais grozījums pieņemts, 38. paragrāfs, pirmā daļa pieņemta, otrā daļa pieņemta, 41. paragrāfs, pirmā daļa pieņemta, otrā daļa pieņemta. Trešais grozījums, pirmā daļa pieņemta, otrā daļa pieņemta, trešā daļa pieņemta. 55. paragrāfs, sākotnējais teksts apstiprināts, 7. grozījums noraidīts, 8. grozījums noraidīts, 9. noraidīts, 72. paragrāfs apstiprināts sākotnējā formā, 10. grozījums noraidīts, 11. noraidīts, 12. noraidīts, 13. noraidīts, 16. pieņemts. 14. noraidīts, 2. grozījums pieņemts. Eiropas investīciju bankas finansiālās darbības kontrole 2018. gads Uh, septītais grozījums noraidīts, devītā paragrāfa pirmā daļa pieņemta, otrā daļa pieņemta, pirmais grozījums noraidīts, divpadsmitais paragrāfs sākotnējā formā pieņemts. 15. paragrāfs pieņemts, 16. paragrāfs pieņemts, 19. paragrāfs pieņemts, 20. paragrāfa pirmā daļa pieņemta, otrā daļa pieņemta, div, otrais grozījums noraidīts, astotais grozījums pieņemts, 24. paragrāfa pirmā daļa pieņemta, otrā daļa pieņemta, trešā daļa pieņemta, desmitais grozījums noraidīts, vienpadsmitais grozījums noraidīts. 9. grozījums pieņemts, 12. grozījums noraidīts, 36. paragrāfs sākotnējā formā pieņemts, 4. 13. grozījums noraidīts, 3. grozījums noraidīts, 4. grozījums pieņemts, 14. grozījums pieņemts, 15. grozījums noraidīts, 5. grozījums noraidīts, 6. grozījums noraidīts. Tagad turpināsim debates un. Mm, vārds Kirjakīdes kundzei komisijas vārdā. Komisāre, lūdzu, vārds jums. Liels paldies priekšsēdētāji, godātie deputāti, dāmas un kungi. Šīs debates notiek izšķirošā brīdī, eh, kad mēs eh, cenšamies pārvarēt uh, ļoti smagu uh, veselības krīzi. Uh, ir jādod atvēlpa gan mūsu cilvēkiem, gan ekonomikai pēc mēnešiem ilgas karantīnas. Bet pastāv arī nopietnas risks, jo neviens nezin, kāda būs attīstība turpmākajās nedēļās un mēnešos un vēl ir pāragrai runāt par dzīvi pēc Covid-19. Mēs tagad runājam par jauno normālo situāciju. Mums visiem ir jāpārdomā par to, kas ir noticis, jāgūst mācības, jādomā par to, kādi uzlabojumi būtu veicami un jāgūst kas jādara, lai pārsargātu Eiropas Savienību no turpmākiem pārobežu veselības riskiem un apdraudējumiem. Un tāpat ir jādomā par uh, to, kā plašāk eh, līgumā iekļaut Eiropas veselības politiku, ņemot vērā Eiropas Savienības dalību valstu kompetences. Mums ir jāveic vidējā un uh, ilgtermiņa pasākumi, lai uh, mēs spētu pārvarēt iespējamos turpmākos uh, Covid-19 uzliesmojumus. Es gribu atklāti teikt, ka mm, pastāv iespēja, ka uh, būs otrais Covid-19 vilnis, bet mums ir iespēja tam sagatavoties, ja tas būs. Un ir jāsamazina sloks uh, uz uh, veselības aprūpas sistēma, tīpaši, ja šis otrais vilnis saskar, sakritīs ar uh, gripas sezonu uh, rudenī un ziemā. Uh, Mums ir jāstiprina arī ES gatavības līmenis un reakcijas mehānismi, lai aizsargātu labāk mūsu pilsoņu veselību. Daudzi un arī eh, šeit sadošie deputāti un pilsoņi ir aicinājuši un aicina, lai Eiropas Savienība spēlētu lielāku lomu veselības aprūpas jomā. Es pilnībā tam piekrītu un esmu gatava ar jums sadarboties. Kā pirmais solis būtu mūsu kapacitātes palielināšana, lai mēs varētu sniegt atbalstu dalību valstīm, lai būtu spēcīgākas un efektīvākas Eiropas Savienības aģentūras. Turpmākajos mēnešos mēs ierosināsim nostiprināt Eiropas slimo, slimību profilakses un kontroles centra rīcības spēju un pilnvaras krīzes situācijās. Yeah. Tāpat nostiprināsim arī Eiropas medikamentu aģentūru, lai tā varētu efektīvi koordinēt mūsu rīcību, lai novērstu medikamentu trūkumu. Tāpat mums ir jādomā par to, kā stiprināt sadarbības ietvaru cīņā pret pārobežu veselības apdraudējumiem. Tāpat jādomā par Eiropas Savienības um, pilnvarām uh, sabiedrības veselības jomā un uh, ierobežojumiem, kas pastāv. Es jau no paša sākuma esmu teikusi, ka mums ir vajadzīgs vairāk Eiropas sabiedriskās veselības uh, uh, jomā. Un mums ir jāizdiskutē uh, tas, vai mums ir uh, jāapspriež uh, vēlreiz pilnvaru sadalījums starp nacionālo un Eiropas Savienības līmeni un ka mums ir jārīkojas neraugoties uz robežām. Pat uh, visdziļākajā krīzē rodas jaunas iespējas, un mēs varam uh, mācīties no pieredzes. Stiprinot, uh, ir svarīgi jāstiprina veselības un farmācijas nozare. Tā ir viena no galvenām mācībām šajā situācijā. Mēs Uh, piedāvājam 1,9 miljārdu finansējumu, un tas ir skaidrs signāls, ka uh, veselības uh, joma ir prioritāte. Mums ir jāveic investīcijas, lai mēs būtu labāk sagatavoti turpmākām krīzēm, ja tādas radīsies, un ļoti svarīgi ir cieša sadarbība un uh, arī uh, sadarbības ar padome un parlamentu, uh, lai mēs varētu ātri rīkoties turpmāko nedēļu mēnešu laikā. Es reiķinos ar jūsu atbalstu. Un paralēli, un es arī apzinos, ka tas ir ļoti svarīgi, mēs gada otrajā pusē prezentēsim jaunu farmācijas stratēģiju lai stiprinātu farmācijas nozara strateģisko autonomiju uh, un lai nodrošinātu piekļuvi pamat medikamentiem. Esmu konsultējusies ar interesētām pusēm, strādājot pie šīs stratēģijas pēdējo dažu nedēļu laikā. Godātie deputāti! Turpmākais pusgads būs izšķiroši svarīgs uh, periods. Situācija joprojām ir ļoti nedroša, un to mēs redzam vairākās dalību valstīs. Situācija var strauni mainīties. Efektīva, droša vakcīna ir joprojām vienīgais drošais risinājums šai situācijā, bet tā vēl būs jāgaida kādu laiku. Mēs arī eh, jau vedām sarunas ar vakcīnu ražotājiem, lai nodrošinātu piekļuvu vakcīnām, ka tās būs pieejamas. Tāpat mēs spēlējām vadošu lomu starptautiskā līmenī, lai uh, atbalstītu vakcīnas izstrādi un ražošanu, kas būtu pieejama visām Eiropas Savienības dalību valstīm un visām pasaules valstīm. Mēs nevaram pieļaut to, ka mēs tikai būsim domāsim pirmkārt par sevi. Šāda pieeja ir nepieejama. Nepieņemam, mums ir jāpasargā visi, tīpaši tie, kas ir visvairāk uh, neaizsargāti. Ir, jā, šeit ir runa par to, ka ir jāglāb cilvēku dzīvības. Uh, man ir bijušas 26 vai 27 tikuš, tikšanās ar visu dalību valstu veselības ministriem. Uh, un tikai tā mēs varam veidot koordināciju, vienprātību un virzīties kopīgiem spēkiem uz priekšu. Mums ir jāapkopo resursi un kopīgi jārisina problēmas, kas skar mūs visus. Tā ir uh, pirmā un vissvarīgākā mācība, ko esam guvuši šajā krīzē. Mums ir jāapkopo jātaisno mūsu pilsoņu cerības, jānodrošina spēcīgāka loma Eiropas Savienībai, ja ir apdraudēta uh, pilsoņu veselība un ja šis apdraudējums uh, ir uh, ar pārobežu raksturu. Un mēs esam apņēmīgi rīkoties. Paldies! Thank you, Commissioner! Paldies, komisārs Kunze! Tagad uzstāsies politisko grupu pārstāvji. Vispirms Eiropas tautas partijas grupas vārdā Pēters Līze. Pusotra minūte. Godātie kolēģi! Martā, aprīlī pandēmijas sākumā uh, ir uh, uh, tāpat kā daudzi kolēģi atgriezos medicīnas praksē un konstatēja daudzi kolēģi, ka trūkst masku. Un uh, pašam bija jādomā par to, kā sevi pasargāt. Un man bija tāda nepatīkama sajūta, domājot par uh, medicīnas darbiniekiem, kuri Bergamo citviet arī bija inficēti un pat uh, ir zaudējuši dzīvību. Uh, un eh, ka tiešām arī eh, bija satraucoši tas, ka mēs eh, šādos svarīgos jautājumos esam atkarīgi no Ķīnas. Un šodien mēs diskutējam par rezolūciju, pateicos Manfredam Weberam un citiem kolēģiem par uh, labo sadarbību. Mēs atbalstam Vācijas prezidentūras uh, prioritātes un Eiropas komisijas priekšlikumus. Turpmāko mēnešu laikā mēs vēlamies daudz ko panākt, un mums ir jādomā arī ilgtermiņā. Mums ir uh, jāpanāk, lai Eiropā uh, vairāk uh, rīkotos veselības jomā. Līdz šim tika teikts, tas ir nacionāls jautājums, Eiropai tur nav jājaucās, tas vienmēr ir bijis nepareizs, maldīgs apgalvojums, un tagad tas ir vēl nepareizāks apgalvojums, jo vīrusu vīruss jau neapstājas pie robežām, un mums ir nepieciešama Eiropas veselības savienība. Paldies! Paldies, priekšsēdētājs! Viena lieta ir pilnīgi skaidra. Vīruss nepazīst robežu. Un No šīs krīzes mēs esam mācījušies to, kā Kad viena atsevišķa valsts nespēja tikt galā ar šo krīzi, mums ir nepieciešams vairāk sadarbības un koordinācijas mūsu Eiropas Savienībā. Un viena lieta ir pilnīgi skaidra - tas, ka Eiropas Savienības dalībvalstis, kuras jā, un struktūras, kuras atbild par eh, veselības aprūpes struktūrām darbojas labi, bet tas nenozīmē, ka ir izdarīts viss. Mums ir jāizveido Eiropas e, veselības savienība, jo ir būtiski izdarīt secinājumus un apzināties, kā mēs nākotnē ar šādu situāciju varam tikt galā labāk. Mums ir jānodrošina mūsu pilsoņu piekļuve zālēm, medicīniskiem aprīkojumam, lai tie, kam tas ir vajadzīgs visvairāk, varētu arī to saņemt. Paldies! Un tālāk eh, Rīņu grupas vārdā deputātā Trīģelemāra. Paldies, priekšsēdētāji! Es turpināšu franču valodā. Ministra kungs, komisāri, dārgie kolēģi! Mēs piedzīvojam eh, traģisku veselības eh, sanitāro krīzi, bet vienlaicīgi, kura ir apzināšanās brīža krīze. Un šis ir unikāls brīdis, lai kopīgi izdarītu secinājumus un rīkotos visās partijās saskaņoti. Kopā ar P eh, PVO mūsu Eiropas sanitārās rēģēšanas mehānisms jau ir uzsākts kopā ar jums, komisāri, un ir iespēja stiprināt Eiropas veselības aģentūru kompetences. Tam ir jābūt eh, reaģēt un rīkoties spēcīgām. Tā ir iespēja izveidot preventīvos pasākumus eh, konkrēti izglītošanā, higiēnas un arī zaļā kursa ievērošanā, gan uzturu piesārņojuma, gan klimata uh, sa, uh, aizsargāšanas ziņā dalībvalstīs e, stiprināt sanitārās struktūras, vienlaicīgi respektējot skaidrus kritērijus, lai e, Eiropas Savienība nekļūtu vienkārši par bankomātu. Tā ir iespēja apmainīties ar pieredzi medicīniskajā ziņā Eiropas atsauces medicīniskajā tīklā. Tāpat tā ir iespēja uh, atjaunot mūsu neatkarību. Uh, zāļu ražošanā, veselības aprūpas iekārtu ražošanā un vakcīnu meklēšanā. Tā ir iespēja mums būt solidāriem attiecībā pret eh, nevienlīdzību veselības aprūpē, it īpaši ņemot vērā visvairāk skartos iedzīvotājus, tāpat arī visvairāk skartos Eiropas reģionus un vistrauslākās trešās valstis. Un visbeidzot, tā ir iespēja izsvērt uh, E, lēmumu ietekme veselības ziņā visām mūsu politikām, un tādā veidā mēs rieģēsim uz mūsu līdzpilsoņu gaidām un piesaistīsim viņus mūsu kopējam projektam Veselības Eiropa, sargājoša Eiropa. Paldies! Paldies! Un tagad ID grupas vārdā deputāte Sardona. Paldies, priekšsēdētāji! Šodien PVO ziņo, kā rezolūcija par stratēģiju e, Covid jomā ir pieņemts, un pēc šīm e, novēlotajām stratēģijām jūs sakāt, ka mēs e, jau esam post-Covid ērā. Tā tas nav. Šeit ir citas saites ar klimatu pārmaiņām, ar to, ka etniskās minoritātes esot vairāk skartas, ne visi tika skarti, it īpaši vecākie. Uh, vai LG, eh, saistība ar LGBT vārdu, sakot veselu rindu ar apsvērumiem, kas nav jāsaista ar uh, eh, Covidu. Bet eh, jūs, izmantojot Covidu, gribat palielināt aģentūru skaitu. Vai tiešām pilsoņiem vajag vairāk birokrātijas? Šobrīd ir vajadzīga skaidra rieģiešana un nevis nevajadzīga propaganda. Paldies, paldies, un tagad zaļo grupas vārdā deputāte De Sutera. Paldies, priekšsēdētāji, ministri, komisārs. Ļoti skumji ir tas, ka bija vajadzīga pasaules mēroga veselības krīze, lai šis jautājums būtu Eiropas darba kārtībā, bet tagad izdarīsim secinājumus pēc šīs krīzes un turpmāk apzināsimies, ka veselība ir mūsu prioritāšu augšgalā. Mums ir jābūt gatavai, gataviem krīzēm, jādomā par veselības jautājumiem visās mūsu politikās un jāapzinās arī citas būtiskas jomas. Viena no tām prof, preventīvais darbs un nacionālajie veselības budžeti. Otrkārt, pārskatīsim mūsu farmaceitisko sistēmu, lai nodrošinātu piekļuvi e, zālēm visiem. Un treškārt, e, e, stiprināsim vienotu veselības pieeju. Visi pārējie pūliņi būs neveiksmīgi, ja mēs neapzināsimies uh, sakarību starp cilvēku veselību un planētas veselību. Šobrīd mēs, mums ir jāapzinās, vai mēs atcerēsimies Covid kā vissliktā ļaunāko krīzi veselības ziņā, vai tas arī būs sākums jaunai sabiedrības veselības aprūpē. Paldies, un tagad ECR grupas vārdā deputātei Dela Pīsā Karjon. Esiet sveicināti, priekšsēdētāji, komisārs, visi klātesošie! Es kā farmaceits uzskatīju, ka šī rezolūcija par veselības aprūpi būs tehnisks dokuments ar detaļām par to, kā mazināt pandēmiju, bet tā tas nebija. Tiek runāts par jaunām organizācijām, institūcijām, vēl viens parlamentā mēģinājums, lai stiprinātu Briseles varu un mazināt mūsu nāciju suverenitāti. Un tas atkārtojas viens aiz otra, tukši vārdi, zaļais kurs, ekoloģiskā pāreidzība un līdz vienlīdz palīdzība, kā mantras, kas iemidzina apziņu, lai nu, beigās noteiktu jaunu pasaules kārtību, ko šodien Merkels kundze pieminēja savā runā. Jaunu pasaules kārtību vai jaunus uh, normalitāti, kas kalpos supranacionālajām interesēm. Tomēr mūsu vajadzības ir savādākas, un šajā sanitārajā krīzē Mums ir nepieciešami skaidri darbības protokoli, kas var darboties nekavējoties, kas mūs sargās no nākotnes jauniem vīrusiem, no jauna, jaunām krīzēm. Vēlos atgādinām, ka Eiropas Savienībai nav jāizvieto dalību valstis, bet tā ir brīva sadarbība, brīvprātīga, un tikai tādā veidā varēs tikt stiprināta Eiropa, un tikai tādā veidā mēs varēsim izsākt izkļūt no šīs krīzes. Paldies! Paldies! Un tagad pāriesim pie otrās balsošanas eh, kārtas balsojums pār failiem, kas ir norādīts darba kārtībā. Balsošana sākas no 8.30 eh, līdz 9.45 vakarā. Un tieši tāda pati balsošanas kārtība notiek kā iepriekšējā sesijā. Visi balsojumi personāli un deputāti varēs pārbaudīt savus balsojumus un to rezultātus, iepazīstoties ar uh, tīmekļa vietnē uh, publicēto dokumentu. Paziņoju, ka sākas otrā balsošanas sesija. Jums ir laiks līdz 9.45. Rezultāti tiks paziņot rīt pulksten 9. Un nākošais runātājs ir goja grupas vārdā deputāte Konečna uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs, darbie kolēģi! Pirmkārt, Es vēlētos pateikties e, tiem kolēģiem, kuri piedalījās rezolūcijas teksta sagatavošanā, kurš atspoguļo ļoti plašu konsensu visā politiskajā ainavā. Šodien mēs saskaramies ar bezprecedenta Eh, situācija līdz ar to arī risinājumiem ir jābūt bezprecedenta. Bijušais darbi, darbošanās veids vairs eh, nederēs, ir, ir jādomā pār jauniem veidiem. Un veselība nevar būt vairs tikai kā pelnrušķīta starp citām Eiropas politikām. Aptuveni desmit eh, personas strādā pie šiem jautājumiem parlamentā, un mēs to ļoti labi zinām, to, ka Covid-19 parādīja to, ka Eiropai nav pietiekamu kompetenci un instrumentu, lai e, risinātu veselības e, jautājumus. Krīzes pārvaldība šobrīd ir nepieciešama Eiropas Savienības līmenī, bet es bažījos, ka mēs varbūt nespēsim to nodrošināt. E, jācer, ka Vācijas valdība to varēs nodrošināt, bet neesmu pārliecināta par to, jo nu jau gadiem ilgi šī Vācija bloķē, piemēram, nosacījumus. Uh, Eh, kas skar daudzas medicīniskas jomas, retās slimības, vakcīnas, eh, pār, tāpat intelektuālā īpašuma tiesības nedrīkst tikt eh, ierobežotas, lai medikamenti varētu būt pieejami un nodrošinātu efektīvu ārstēšanu. Šobrīd zāļu firmām ir lieli līdzekļi kuri tiek izmantoti uz cilvēku veselības rēķina. Ir jānodrošina piekļuve visām diagnostikām, visiem Covid-19 sakarā un tādējādi kopā ar kolēģiem Botengu un citiem. Mēs iesniedzām e, lūgumrakstu tiesības ārstēties, un mēs ceram, ka tādā veidā tas atvērs ceļus nākotni. Paldies! Nākošais runātājs deputāte Pronti Nellī. Pie grupām nepiedarošs. Paldies, priekšsēdētāji. Šī pandēmija parādīja to, ka ir nepieciešams vairāk sadarboties un veidot lielāku solidaritāti veselības, sabiedrības veselības jomām. Šī rezolūcija ir iecerēta e, pareizā virzienā, bet tā nav pietiekama realistiska, jo ir nepieciešama e, tāda tēriņu kapacitāte, kas šobrīd nav iespējama daudzām Eiropas valstīm, un pat nerunājot arī par cīniņiem vakcīnas radīšanā. Mums pirmkārt ir jāizdara pareiza politiska izvēle. Investīcijas veselības aprūpē un vairāk medicīnisku un sanitāro standārtu, kas ir augstāki neatkarīgi no valsts makroekonomiskā līmeņa. Šis stabilitātes pakts ir jāpārtrauc. Ja Stingrā staupības politika ir eh, jau, jau krietni apdraudējusi Eiropas projektu, un ja mēs varam tikt no stingrā staupības vaļā, tad mums izdosies uzvarēt cīņā pret Covid, un tas būs vēl viens sasniegts izaicinājums. Paldies, un tagad nākošais runātājs deputātā Monserata Paldies, priekšsēdētāji! Mēs saskaramies ar vissmagāko sanitāro krīzi, gan sanitārā, gan ekonomiskā, gan sociālā ziņā, bet mums ir pienākums nodrošināt labāku koordināciju un stiprināt mūsu veselības sistēmu. Runājot par uh, Eh, mūsu apņemšanos eh, strādāt pie Eiropiešu veselības. Mēs to atjaunojam, garantēt vairāk aizsardzības un lielākas kapacitātes, gan saskaroties ar sanitārām, eh, ārkārtas situācijām, gan hroniskām slimībām. Mēs vēlamies Eiropu veselībai ar koncentrēšanos uz šiem jautājumiem visās politikās ar lielākām kompetencēm, ar lēmumu un koordinēšanas iespējām, lai nodrošinātu efektīvu rieģiešanu visā Eiropā. Šīs stratēģijas ir pirmie soļi. Uh, līdz efektīvai profilaksei, vairāk izpētes, lai nodrošinātu efektīvus medikamentus, kā arī vakcīnu, kas būtu pieejama visiem. Tāpat ir jāatbalsta sanitārā uh, nozare, lai veidotu jaunas kvalitatīvas darba vietas. Eiropā ir viena no labākajām veselības aprūpas sistēmām pasaulē, tāpēc mēs esam uh, kā kritērijs veselības aprūpē visā pasaulē, tādu Eiropu mēs aizstāvam Eiropu, kas ir veselības un cilvēku Eiropa. Thank you. Uh, I would like to ask members to... Es lūkšu deputātu pieturēties pie runas laika. Un tagad uz vienu minūti deputāts uh, Vihē. Kedves államminiszter úr, Michael barátom, Mihály barátom, lehet... Paldies, priekšsēdētājs. Dārgais eh, draugs Mihail, vai Eiropas Savienība? Rīkoties taisnīgi, ja jūsu piekļuva veselības aprūpe ir atkarībai no tā, kur jūs esat dzīvojuši, vai mēs varam runāt par strateģiskiem pasākumiem, ja veselības aprūpe nav strateģiska nozara. Es kā Ungāra deputāts strādāju pie tā, lai mūsu bērniem būtu uh, pieejama tāda Eiropa, kurā būtu eh, veselības savienība, jo nedrīkst pieļaut eh, tādu situāciju, eh, kā Ungārijā ir trīsreiz lielākas risks mirt no nozokomiālām slimnīcām nekā Vācijā, ka, kur ir nesalīdzināmi E, skaitļi medicīnas personālam uz e, iedzīvotāju skaitu. Līdz ar to ir jānosaka minimālie standarti un vispārējais šeit. Nav runa par e, kompetenču atņemšanu dalībvalstīm, bet par veselības nodrošināšanu mūsu līdzpilsoņiem. Nākošais runātais vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Veselī, laime ir atkarība no brīvības, un e, brīvība ir atkarīga no e, vērtības skalas. E, šobrīd mēs nejūtamies ne brīvi, ne veselīgi, ne laimīgi, jo mēs ciešam no šīs Covid krīzes. Es gribētu aicināt veidot programmu cīņai Esmu ļoti nobežījies eh, par programmu Eiropas Savienība veselībai, jo 85% līdzekļu eh, nāk no eh, programmas Next Generation, un šobrīd ir zināmas šaubas par to arī padomas juridiskajā dienestā. Turklāt, kā sacīja iepriekšējais runātājs, ir valstis, kurās uh, slimnīcās ir maz iespēju un citas valstis, kurās ir slimnīca palātas kā luksus viesnīcās, ir eh, ļoti daudzi hroniskie slimnā, slimnieki, kuriem nav piekļuvis slimnīcām. Domāju, ka mums ir iespēja veicināt Eiropiešu laimi, piedāvājot vislabāko aprūpes e, sistēmu Eiropā. Nākošais runātājs e, uz vienu minūti Žēl Melēna. Paldies, priekšsēdētāji! Eiropas Savienībā ir kā kriterijs veselības aprūpēji, bet sešus mēnešus pēc epidēmijas sākuma sākt strādāt pie stratēģijas, nozīmē to, ka Eiropas Savienība nav bijusi uz tam augstumos. Eiropas Savienībā ir izveidojusi īpašu rēģēšanas aģentūru, kur sāk darboties tikai vienu mēnesi pēc tam, kad tiks saņemta oficiālā informācija. Otrā misija - finansiālais atbalsts dalībvalstīm, kurās, eh, kuras saskars ar īpaši smagām sekām. Protams, eh, viss notika ļoti nesakārtotā un neparedzošā veidā. Aicināt vairāk Eiropas, veidojot eh, veselības Eiropu, neņemot vērā valstu pre prerogatīvas, ir aizskārums nacionālām prerogatīvām. Un visām trim instancēm drīzāk vajadzēja pārdomāt par sanitāro katastrofu, ko uzsāka robeža atvēršana, tīpaši Schengenes robeža atvēršana. Šī, uh, Eh, stūrgalvība eh, brīvai personu eh, pārvietošanai, kas pārvietojas ar vīrusiem, ir viena no nelaimju saknēm. Paldies! Nākošais runātājs uz vienu minūti deputāta Metis. Paldies, priekšsēdētāji komisāri! Šī krīze parāda to, ka, lai veidotu taisnīgāku Eiropu, ir nepieciešama piekļuve kvalitatīvai veselības aprūpei visiem, un tāpēc ir nepieciešama tāda Eiropa, kas dod iespēju labāk koordinēt Eh, koordinēt darbu un investēt pilsoņu veselībā. Pasvītroši divas lietas - stingrā taupība. Eh, Covid-19 eh, krīze ir iztukšojusi mūsu uh, slimnīcu kabatas un pilsoņu kabatas. Otrkārt, veselība nedrīkst um, tikt atstāta privātiem sektoram, tikai tāpēc Eiropa ir jāveido laboratorijas un publiskie uh, pētniecības centri, kuru rezultāti būtu noderīgi visiem un dotu iespēju piekļūt um, lētākai uh, finansiāli ārstēšanai. Paldies par uzmanību! Paldies! Un tagad uz pusotru minūti Gorkinkungs. Šī politika nav Eiropas politika, veselības politika. Tā tas bijis visu šo laiku. Covid mūs ir pārmācījis. Tā tomēr ir Eiropas politika. Mēs redzam, kādā situācijā ir veselības aprūpas sistēmas dalībvalstīs un cik tās ir atšķirīgas. Es varu tikai pateikties, eh, ka manā valstī tās šī sistēma ir laba, man ir trīs bērni. Un priecājos par to, kādā situācijā esam, un pēc citām valstīm man jāsaka, ka ir pēdējais brīdis rīkoties. No Covid-19 esam mācījušies, ka šeit ir runa šobrīd par stratēģiju pēc Covid-19 mums ir jāmācās ne tikai pandēmijas plānus sagatavot. Šī nebūs pēdējā pandēmija bet jāķeras pie veselības aprūpas sistēmām dalību valstīm, lai radītu ietvaru, kas ir pašpasē saprotami. Nevajadzētu nevienam ciest, bet eh, spēt strādāt pie agrīnas diagnosticēšanas, jāstrādā arī vēža apkarošanā, ir jārada standarti kvalitātei, kas ir saistoši. Tā tad ietvars un, protams, jāievēro subsidiaritāte. Ir speciālisti, kas ir gatavi sadarboties. Septembrī centīšos Strasbūrā organizēt, lai šie speciālisti sanāk pie viena sarunu galda, un tad mēs varēsim arī parlamentā lēmt par Eiropas mērogu politiku šajā jomā. Paldies! Nākamā ir Polfjārds kundze. At vi samlas här ikväll för att diskutera. Paldies! Mēs esam savākušies šovakar šeit, lai ne tikai apspriestu stratēģiju, bet arī izdarītu secinājumus no pašreizējās situācijas, lai varētu nākotnē tikt labāk galā ar šādu situācijām. Viena lieta, ko vēlos uzsvērt, attiecībā uz Covid-19 antimikrobiālo rezistenci. Mēs zinām, eh, ka 33 tūkstoši cilvēki jau ir miruši no tās Eiropā, un mēs varam ar faktiem apliecināt, ka ir ļoti svarīgi risināt šo problēmu. Tas ir viens no nākotnes izaicinājumiem. Un Tāpēc ir svarīgi to pieminēt šajā rezolūcijā, bet vienlaicīgi mums jādomā arī par eh, saistītiem jautājumiem. Jāuzņemas atbildība par antibiotika izmantošanu, nepieciešama plašāka pētījuma šajā jomā, kas radīs iespēju pārvarēt šos draudus, bet ir nepieciešama arī sadarbība šajā jomā, jaunas metodas. Sad kopā ar citām politiskajām grupām un komisiju mēs varam nonākt pie laba rezultāta. Paldies! Paldies, Lopes kungs! Muchas gracias! Paldies, priekšsēdētāji, komisāri! E, pandēmija mums atgādina to, ka veselība ir e, globāls kopējs labums, kas ir ļoti būtisks. Un ir ļoti būtiski, lai būtu pieejami un universāli veselības aprūpes um, pakalpojumi, bet ar to nopietiekami ir nepieciešama veselības savienība, kas nodrošina minimālus standartus un stresa pārbaudes nacionālajās sistēmēs, Eiropas rēģēšanas mehānismus, mūsu e, iegādes mehānismi un tāda farmaceitiskā rūpniecība, kas nodrošina iekšējās piegādes Eiropē. Eiropā. Eiropā. Vairāk eh, finansējumu medicīniskiem pētījumiem un nodrošināt eh, veselību gan cilvēku, gan arī kopumā Nav pietiekami aplaudēt veselības e, profesion, aprūpas profesionāļiem katru dienu. Mums e, pienākums ir garantēt to, lai viņiem būtu darba apstākļi, kas ir proporcionāli tiem varonīgajiem pūliņiem, ko viņi ir ieguldījuši šo mēnešu laikā, un tāpēc e, ir nepieciešama Eiropas Veselības Savienība. Paldies! One minute, Mrs. Fonds Parentā kundze tālāk. Dank u, voorzitter. We zitten vast in. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs šobrīd atrodamies iestrēguši sistēmā, kurā visinteresētākai ir starptautiskie finanšu eksperti. Tas ir viens no progresīvākajiem sektoriem pasaulē bet eh, komisija izstrādā koncepciju farmaceitiskai nozarei. Farmaceitiskā nozare ir eh, ziedojusi miljardiem ehm, līdzekļu. Ir nepieciešams spēt eh, pašiem veikt ieguldījumus uh, Eh, vakcīnas atrašanā, nevis tikai paļauties uz farmaceitisko nozaru. Mums tagad ir laiks atrast šos risinājumus, mums jāveic labāks sabiedrības izveidi attiecībā uz piekļuvi medikamentiem un eh, noteikti obligātu pieprasījumu eh, atklāt informāciju arī zāļu izgatavošanas procesā. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka uz slimo rēķina kāds iedzīvojas. Paldies tālāk, Tots kundze. Masot. A koronavírus egy ideig még az életünk része marad, de lassan visszatér. Koronavírus plosīsies vēl kādu laiku un iespējams kļūs par mūsu ikdienas dzīves sastāvdaļu. Eiropas Savienība ir daudz kritizēta šai kontekstā. Jā, un patiesi Eiropas Savienība krīzes sākumā nespēja rīkoties pietiekami efektīvi cīņā pret Covid un tieši nacionālās valstis un sadarbības starp tām reģionālā sadarbība deva efektīvākos rezultātus. Bet tagad paraudzīsimies nākotnē. Es sabiedrības veselības stratēģija pēc Covid-19 pandēmijas. Manuprāt, uh, ne jau kaut kāds minimālais veselības aprūpas pakalpojumu kopums, ko ierosina kreisie, mums nepieciešams. Nē, mums ir nepieciešama aktīvāka sadarbība un koordinācija starp dalībvalstīm, tā skaitā arī vakcinācijas jomā. Paldies, priekšsēdētāji! Šī krīze parādīja, ka mums ir eh, jāsadarbojas vairāk veselības aprūpas jomā, vai mēs runājam par kopīgu pieeju vai sejas maskām, elpināšanas ierīcēm vai piekļuvi modernām zālēm, kopīgi mēs būsim stiprāki, un to mēs arī aicinām dalību valstis eh, ņemt vērā. Jā, veselības aprūpe primāri ir dalību valstu kompetencē, bet ir nepieciešama sadarbība arī šajā jomā, tāpēc mēs atzinīgi vērtējam Eiropas Savienības finansējumu. Mūsu strādājošo veselība ir ļoti svarīgs jautājums man. Mēs redzam, ka noteikumi par veselības aizsardzību strādājošajiem nav pietiekami. Uh, Mēs redzam, ka cilvēki, diemžēl, savā darba vietā inficējas, jo viņiem nepietiek aizsarga eh, aprīkojuma. Tas ir skandalozi. Šis, eh, šis jautājums ir steidzami jārisina, komisārs Kundze. Tagad došu vārdu atkal komisārai Kiriekides kundzei. Lūdzu. everybody's uh, input. Vēlos pateikties visiem par komentāriem. Es rūpīgi tos uzklausīju, daudz kas tika pateikts. Jāsaka, ka var piekrist lielākajai daļai no tā, ko dzirdēju. Pēters Līze uh, uh, runāja par to, ka veselības draudi, uh, jeb draudi veselībai precīzāk neapstājas pie robežām, un tas eh, tā arī ir Jā, jūs atceraties eh, sākotnējiem materiālu trūkumiem. EU for Health programma ir daļa no mūsu rīcības krīzē, lai izveidot strateģisku uzkrājumus ne tikai personīgajam aizsarga aprīkojumam, bet arī citās krīzēs, lai varētu palīdzēt dalību valstīm, jo Covid-19 noteikti nebūs vienīgā krīze, ar ko mums nāksies saskarties. Vairāk deputāti norādīja, ka neviena dalība valsts viena pati nevar tik galā ar šo situāciju. To mēs esam jau pieredzējuši. Daži no jums pieminēja arī subsidiaritātes jautājumu, un šeit es vēlos pilnīgi skaidri pateikt. Pat šobrīd 168. pantā eh, paredzētais ļauj mums darīt pietiekami daudz. Mēs uh, esam pārliecināti, ka viss, ko dara Eiropas Savienība, atbilst šim 168. pāntam. Un katrā ziņā tas mainīs situāciju. Trieturā kundze runāja par traģēdiju. Jūs to izteicāt, un es varu tikai piekrist. Pēdējie pieci mēneši man praktiski eh, nekad nav bijuši saistīti tikai ar skaitļiem, ka mēs katru dienu uzzinām jaunu infekcijas gadījumu skaitu, mirušo skaitu. Aiz katra šī skaitļa, aiz katra cipara ir cilvēka dzīvība, daudz personīgu stāstu un traģēdiju pēdējos mēnešos, un kaut kas mums ir jādara. Jā, jau tika pieminēts, ka daļa no mūsu vīzijas ir mainīt ECDC eh, e aģentūras darbību. De Suterkundze sacīja, ka preventīvais darbs ir daļa no EU for Health programmas. Jāskatās ir arī uz neinfekciozām slimībām, jāuzlabo profilaktiskais darbs, jāstiprina veselības aprūpas sistēmas. Tas viss ir daļa no šīs minētās programmas mērķiem. Konečnas kundze sacīja, ka mēs saskaramies ar nepieredzētu situāciju. Jā, mums tāpēc arī bija nepieciešams nepieredzēts eh, bezprecedenta risinājums. Un komisija eh, tādu ir sagatavojusi, lai mainītu paradigmu Eiropas Savienībā. Bludnēlī kundze sacīja, ka Eiropas stratēģija varbūt ir pārāk ambicioza un nav realistiska. Piekrītu, tā ir ambicioza, bet tā ir realistiska. Un tā ir jābūt ambiciozai, ja mēs vēlamies ietekmēt pozitīvā ziņā Eiropas iedzīvotāju dzīvošanu. Tā gal galā ir programma nākamajiem septiņiem gadiem. Jūs runājat par to, ka ir nepieciešams visos līmeņos uzlabot koordināciju. Jā, mums ir jānodrošina, ka sadarbojoties Eiropas Savienībai joprojām paliek par vienu no veselākajiem reģioniem pasaulē tieši šādi ir jāskarās šiem jautājumiem. Un vienlaicīgi jāievēro cilvēktiesības un pacientu tiesības. Par budžetu tika runāts. Jā, mēs apzināmies, kādas šeit ir problēmas un strādājam ar juridisko dienestu kopā, bet no jums mums ir vajadzīgs atbalsts daudzgadu budžetam, uh, lai varētu virzīties uz priekšu. Un arī programmai Next Generation EU, jo tikai šādā veidā mēs varēsim sākt īstenot eh, šīs ambiciozās un inovatīvās programmas kā EU for Health. Un visbeidzot, Lopes kungs pieminēja jautājumu ar veselības aprūpas sistēmu noturību. Tas arī ir iekļauts mūsu programmā, stresa testu jautājums tiks skatīts nākamā nedēļā sagatavotāja paziņojumā. Tā kā jūs pieminējat ļoti daudzus jautājumus, kas jau ir mūsu darba programmā. Mēs komisijā strādājam ļoti cieši um, un daudz pie vakcīnas izstrādes Eiropā. Mēs labi apzināmies, ka vīruss joprojām cirkulē. Uh, Neviens vēl eh, nevar teikt, ka ir drošībā, kamēr pilnīgi visi nav drošībā. Paldies visiem šodien par debatēm. Ar nepacietību gaidu iespēju sadarboties ar Eiropas parlamentu visos līmeņos eh, šajā pārmaiņu procesā, kas mums ir nepieciešams. Paldies! Paldies komisārs kundzei! Un tagad padoms vārdā mūsu pēdējais šīs dienas runātājs Rotkungs. Lūdzu, vārds jums! Paldies priekšsēdētāji! Dāmas un kungi deputāti, paldies par iedvesmojošām debatēm. Varu piekrist tiem no jums, kas uzsvēra, ka vīruss īpaši neinteresējas par jūsu pasēm, ceļošanai, robežām. Līdz ar to mūsu debatas ir jāveido tā, ka mēs taču nerunājam par to, ka kādam kas tiek atņemts tieši pretēji. Šīs krīzes situācijā mums ir pienākums rūpēties, ka cilvēki ir labāk aizsargāti. Mums ir jārunā par to, ka kopā ar Eiropas Savienību mums ir jāatgūst spēja globalizētā pasaulē īstenot tās lietas, ko nacionāla valsts vairs nespēja šajā situācijā. Par ko tad es runāju? Man bija prieks dzirdēt eh, atbalstu. Pirmkārt jau tam, ka Eiropas Savienībai izveidojot kvalitatīvu augstas raudzes veselības aprūpas sistēmu tiek atbalstīta. Otrakārt, medikamentiem un dzīvībai nepieciešamiem um, aprīkojumam un līdzekļiem mums ir nepieciešama suverenitāte Eiropā, neatkarīgi no trešajām valstīm. Treškārt, informācijas apmaiņa un koordinācija. Tieši sākumā, tad, kad cirkulē bailes, mums ir jāmācās vienam no otra. Un, protams, tas nozīmē, ka Eiropas Savienības iestādes, parlaments, padome, komisija sūta skaidru signālu iedzīvotājiem, ka higiēna un distances ievērošana ir obligāta. Tieši tādēļ, ka mēs cīnāmies par brīvu Eiropu, Eiropu bez robežām, un tagad sāks tieši atvaļinājuma sezona, kad cilvēki nevar saprast, vai vispār drīkstēs ceļot, tāpēc šobrīd ir jāsūt skaidrs signāls, ka nevienam nav jābaidas, bet jābūt piesardzīgiem. Un runa ir arī par to, ka vakcīna, kas cerams drīz eh, tiks atrasta, ar zinātnieku aktīvo darbu būs pieejama visiem, lai neviens netiktu izslēgts. Un runa ir arī par to, ka mums ir jāuzņemas atbildība par notiekošo pasaulē un arī pie mūsu robežām. Neviens gan to nav pieminējis, tas man rada mazliet bažas. Visu laiku tika runāts par to, ka Eiropas Savienība esot eh, nespējīga rīkoties, bet Rietum Balkāni 3,3 miljārdu eiro atbalstu saņēma, lai arī tur izlēmīgi rīkotos apkarojot pandēmiju. Arī šeit ir nepieciešama solidaritāte ne tikai Eiropas Savienības iekšienē, bet arī attiecībā uz mūsu kaimiņiem. Es priecātos, ja mums izdotos ātri panākt vienošanos, Vācijas prezidentūra ir gatava to izdarīt, Gaidu turpmāku sadarbību un skaidru signālu par vienotību, par solidaritāti šajā tik ļoti svarīgajā tematā, kas nodarbina cilvēkus visā Eiropas Savienībā. Paldies ministra kungam! Ar to slēdzam debatas. Balsošana par grozījumiem notiks rītdien, bet gala balsojums piekdien. Eh, šodienas darbs beigsies 21.45 pēc balsošanas sesiju noslēguma un atsāksies rīt pulksten 9 no rīta. Darba kārtībā ir publicēta Eiropas parlamenta tīmekļa vietnē.